Dear colleagues and honorable. Godātie kolēģi un viesi. Šodien man ir tas gods vadīt uzklausīšanu par e elektronisko jeb e-pierādījumu jautājumu krimināllietās. Priecājos visus šeit redzēt, tostarp arī viesus. Kā jūs, kolēģi, zināt, komisija 17. aprīlī šogad ierosināja tā saukto e-pienākumu pierādījumu pakotni, kur, kas ietver regulu par Eiropas e-pierādījumu sniegšanu un uzglabāšanas rīkojumu elektronisko krimināllietās direktīvu, kur paredzēta harmonizēt noteikumu par likumisko pārstāvu iecelšanu šādu pierādījumu vākšanas gadījumos krimināllietās. lietās Un šī regula, kas nav direktīva, bet ir regula, respektīvi tā ir tiešā veidā piemērojama bez transponēšanas pienākuma, izveidos Eiropas e-pieredājumu sniegšanas rīkojumu, kas ļaus tiesu iestādēm vienā dalību valstī iegūt elektroniskus pierodījumus, piemēram, e-pastus, um, izziņas, aplikācijās e, un tā tālāk, lai identificētu noziedznieku kā pirmo soli tiešā veidā no pakalpojumu sniedzēja vai tā likumiskā pārstāve citā dalībvalstī. Bez tā, ka šī otra valsts tiek atbilstīgi informēta vai kļūst par daļu no procedūras. Savukārt šis, šim pakalpojumu piegādātājiem ir pienākums rēģēt desmit dienu laikā vai sešu stundu laikā steidz, steidzamības gadījumos, un tiek eh, tāpat paredzēts, ka ehm, šī rīkojuma ietvaros viena tiesiestāde dalībvalstī var pieprasīt pakalpojumu sniedzējiem vai juridiskiem pārstāvjiem, citā dalībvalstī piedāvāt spe, piegādāt specifiskus datus mm, pēc tam, kad ir šāds lūgums tiec ehm, iesniegts cauru apusējas palīdzības eh, sistēmu. Uh, Un tā tad Eiropas, ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumā palīdzību vai Eiropas epidēmijas sniegšanas rīkojumu. Direktīva papildina ietvaru, kas paredzēts regulā un ievieš prasību un iecelt uh, pār, pakalpojumu sniedzēju pārstāvi, kas attiecībās to piegādātāju, kas piedāvā pakalpojumus Eiropas Savienībā. Godātie kolēģi, lielākoties debatas šobrīd eh, attiecas tieši uz regulu, un Austrijas prezidentūra vēlas izveidot vispārēju nostāju. Parlamentā ir bijušas vairākas informatīva rakstura eh, tikšanās, un ņemot vērā, ka šis jautājums ir ārkārtīgi daudzšķaitnēns un sarežģīts, šodien rīkojam uzklausīšanu Tas, es, manuprāt, ļoti labi ļaus paskaidrot šo jautājumu plašākai auditorijai, pārliecinoties, ka visas interesētās puses un iesaistītās puses ir uzdevuma augstumos. Komisija cita starpā paziņoja, ka šī jaunā sistēma padarīs par vieglāku un straujāku um, tie, kārtības sargājošo un tiesību sargājošo iestāžu pārstāvjiem iegūt elektroniskos pierādījumus, kas tiem nepieciešami, lai izmeklētu un pēc tam krimināli vajātu krimināli noziedzniekus un teroristus. Komēr mm, šos dokumentus skata dažādi akadēmiķi, juridiskie eksperti un cita veida skatās puses, un viņi ir minējuši virkni svarīgu juridisku jautājumu, kas pirmām kārtām saistīta ar šādu instrumentu pievienoto vērtību, nu, respektīvi, jautājums par to, kāda ir pašreizējā sistēma, kā tā šobrīd darbojas, kā tiktu piemērota ekstrateritoriāli šī tiesību norma, mm, tāpat arī par pienākumiem, piemēram, mm, pamatiesību hartas ietvaros, samērīgums, harmonizēšanas trūkums Nu, un vēl virkni citu problemātisku jautājumu. Tātad, ņemot vērā, cik pašreizā sistēma ir ļoti svarīga un cik tālieši ietekme varētu būt šāda veida lēmumam, piemēram, uz e-pierādījumiem. E piemēram, aizstājot cita veida pierādījumus, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs organizējam šādu publisku uzklausīšanu, kur līdzdarbotos gan praks, praktiķi, gan pakalpojums sniedzēji, gan pamatiesību aizsargātāji. Un, kas ārkārtīgi svarīgi, ir uzklausīšanā iekļaut arī data, datu aizsardzības perspektīvu jeb aspektu. Godātie kolēģi, moderno tehnoloģiju ērā parādās arvien jauni jautājumi par datu privātumu un tehnoloģiju ierobežojumiem. E-pierādījumu priekšlikums tiešā mērā šai ziņā sasaucās ar šīm debatēm. Mēs labi zinām, ka e-pierādījumu um, pakotne ir šo jauno tehnoloģiju krustcelēs, tas saistīts arī ar efektīvu um, likumu īstenošanu un tā saukto pārskatāmā pilsoņa draudu. Mums ir eh, bijušas diskusijas, piemēram, par privātumu ierobežojumiem, dažādām drošības klauzulām, kas attiektos uz, eh, nu, tā teikt, iejaukšanos privātajā dzīvē, tāpat arī jauniem uzdevumiem, kas saistīti ar organizēto noziedzību un terorismu. Un tā tad. Varētu teikt vēl eh, daudz ko citu, bet to nedarīšu, atstāšu to visu tomēr referentu ziņā. Un ņemot vērā ka mums šeit ir tādi arī visai godājami viesi, kas visdrīzāk ļaus mums krietni interesanti, dos mums krietni interesantāk izklāst par visu to. Tātad priecājos redzēt visus eh, godātos viesus šeit, kas mums piedāvās savus viedokļus trīs diskusiju paneļos, kā norādīts darba kārtībā. Katram runātājam tiks piešķirtas desmit minūtes, pēc tam būs jautājumi un atbildes pēc katra tematiskā paneļa. Bet pirmām kārtām došu vārdu mūsu pašu referentei Brigitai Sipelai Priecājos, ka pie šī dokumenta strādā tik pieredzējusi referente kā Birgita. Un tas tiešām ir ļoti svarīgs dokuments. Birgita, lūdzu, jums vārds. Jūsu ziņā tad ir šīs diskusijas uzsākt. Lielas paldies, Klod, godātais priekšādātāji kolēģi, nu, un, protams, arī godātie viesi. Man ir milzīgi liels gods, un te skatos uz uh, Um, visiem klātesošajiem piedalīties šajās diskusijās, jo tā ir daļa no kopējā pašreizai notiekošā likumdošanas procesa attiecībā uz e-pierādījumu pakotni saviem mēnu, kolēģiem mēnu referentiem uh, raugoties, redzu, ka lielākā daļa visi viņi ir šeit, un arī pārējie dok deputāti, kas ir ieinteresēti, noteikti uztver šo uzklausīšanu par ļoti svarīgu informācijas ievākšanas instrumentu, ņemot vērā, cik daudz un dažādi jautājumi izriet no šīs eh, dokumenta par Eiropas epierādījumu sniegšanu uzglabāšanas rīkojumu. Es šai ziņā vēlos teikt paldies arī tiem kolēģiem, kas iesūtīja man priekšlikumus e, un vēlējās jau iepr... E, ieteica uzaicināmos ekspertus. Nu, šī uzklausīšana nav pirmā šāda uzklausīšana, jo mēs esam jau noturējuši virkni dažādu iekšēju sanāksmu ar uzaicinātiem ekspertiem, gan no komisijas, gan arī zen ar, piemēram, datu aizsardzības ekspertiem esam runājuši, piemēram, no Eiropas cilvēktiesību tiesmas, EDPP Tāpat arī esam runājuši ar pakalpojumu sniedzējiem. Un esmu pārliecināta, ka ne tikai es, bet arī citi ēnu referenti pilnīgi noteikti ir saņēmuši daž informāciju dažādu divpusē tikšanos reizēs, um, arī no interesētām pusēm, prokuratūrām un tam līdzīgi. E-pierādājums sniegšanas un uzglabā, sniegšana uzglabāšana ir ļoti svarīgs elements uh, krimināla tiesību sadarbības jomā. Un ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka šī elementa nozīme nākotnē tikai un vienīgi pieaugs īstenojot sabiedrību, ņemot vērā, cik elektroniskie pie, pierādījumi var būt tādi nestabili un cik ļoti nozīmīgi tie var būt tālākas izmeklēšanas procesos. Es pilnībā saprotu komisijas centienus pārobežu izmeklēšanas instrumentus uzlabot un sadarbību pātrināt. Tāpat laikā priekšlikums, kas ir šobrīd mūsu priekšā, nozīmē pilnīgi kaut ko jaunu, pilnīgi jaunu lietu attiecībās pārobežu sadarbību krimināltiesībās. Instrumenti par savu attiecību savstarpēju atzīšanu līdz šim vienmēr ir aprobežojušies ar savstarpēju atzīšanu starp tiesu iestādēm, starp divām vai vairākām dalībvalstīm, kā tas, piemēram, ir iz Eiropas izmeklēšanas rīkojumu gadījumā. Un, uh, Arī referents Melokungs e, ir klāt, viņš tādā pie šī rīkojuma. Šajā gadījumā tiek e, pie, pieprasīta automātiska um, pierādi, rīkojuma atzīšana no pakalpojumu sniedzējiem e, citā dalībvalstīs. Otras dalībvalsts varas iestādes tiktu informētas par šādu rīkojumu esamību tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs šai dalībvalstī nereaģēs uz prasību pēc e-pierādījumiem. Šis jaunais režīms rada dažādus sarežģītu raksturu jautājumus, piemēram, attiecībā uz pamattiesībām, to pamatprincipiem procedūru drošību un datu aizsardzību, ņemot vērā, cik ļoti delikāta ir šī sadarbība tieši krimināla lietās, pastāv šaubas arī par tiesisko bāzu šajā gadījumā. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīgs panākt atbilstīgu līdzsvaru starp instrumentiem, ko izmanto tiesības sargājušās iestādes, un garantijām, kas nodrošinātas pamatiesība aizsardzībā visām iesaistītajām personām. Kā jau tiek uzsvērts, šie priekšlikumi paredz automātisku uh, E, e-pierādījumu sniegšanas un uzglabāšanas rīkojumu atzīšanu, ko piedāvā viena dalībvalsts, ko izsniedz dien, viena dalībvalsts un kas nosūtīts uz citu. Ja mēs runājam, piemēram, par delikātiem datiem, īpaši sat, metadatiem un statiskajiem datiem, uh, tad, tad zinām, ka situācija nav viennozīmīga. Piemēram, arī metadatu gadījumā varam izveidot diezgan skaidru tēlu ar konkrēto, ar konkrēto tēlu, ar ļoti individuālu personisku informāciju, kur, pār, kur tā pārvietojas, ar ko viņi tiekas, kādas ir šīs personas, piemēram, ieradumi un tam līdzīgi un šī iemesla pēc tajā brīdī, kad vēlamies pātrināt sadarbību starp šādiem, šādām sistēmām un radam tā teikt tādus e, īsākus ceļus, mums jāpārliecinās, ka šie, šīs jaunās sistēmas neiet pretrunā mūsu pamatvērtībām. Tāpat laikā ceru, ka šodienas debatas par e-pierādījumiem dos tādu liederīgu ieguldījumu kopējā ainā, piemēram, arī runās par to, cik praktiski svarīgs ir šāds instruments, tiks izvērtāta, cerams, arī pašreizējie spēkāsošie instrumenti, tiks izvērtēta to invazivitāte, respektīvi tāda iejaukties spēja. Tāpat arī, cerams, gūsim atbildes uz dažādiem juridiskiem jautājumiem, kā, piemēram, krimināli tiesību aspekti, kas šeit paredzēta līguma, kāda ir ierobežojuma attiecībā uz e-pierādījumu sniegšanu un uzglabāšanu un vākšanu. Tāpat arī runāsim par ekstrateritoriālo piemērošanu dalību valstu pamatiesību pienākumiem, it īpaši attiecībā uz nepieciešamību garantēt procedurālo drošību, e, to, ka trūkst šai jomā kopēju standartu un visbeidzot, cerams, tiks runāts arī par praktisku raksturu jautājumiem, piemēram, attiecībās pakalpojumu sniedzēju spēju pārbaudīt šo rīkojumu e, autentiskumu un likumību. Tātad es ceru, ka mēs saņemsim vismaz dažus papildu atbildes šodien uzklausīšanas laikā, tā lai mēs patiešām varētu pieņemt pilnībā uz informāciju un faktiem balstītu politisku lēmumu. Lielas paldies par šo par šiem ievadvārdiem, Birgita, un tālāk došu vārdu profesoram eh, doktoram Bözem, kas ir no Reinas Frīdiksfelmas Universitātes Bonnā, un viņš prezentēs pētījumu ar nosaukumu Komisijas priekšlikuma izvērtēšana attiecībā uz e-pierādījumiem. Šo pētījumu pasūtīja Eiropas parlamentu politikas departaments eh, pilsoņu tiesību un konstitucionālo lietu jautājumos, un tas notika pēc mūsu Lībe komitejas lūgumu. Profesori Bēze, lūdzu, došu jums vārdu. Čēmen. Priekšādātāji, paldies! Centīšos savu pētījumu nu, tā teikt, jums kops, tādā īsā kopsvilkumā izklāstīt desmit minūšu laikā, tas nebūs viegli. Sadalīšu savu prezentāciju trīs daļās. Pirmām kārtām komisijas priekšlikuma būtība attiecībā uz elektroniskiem pierādījumiem, otra pievienotā vērtība un to, kāda ir trūkuma šiem priekšlikumiem, un noslēgumā izteikšu pāris novērojumus par potenciālām alternatīvām un veidu, kā virzīties uz priekšu. Runājot par aptvērumu un saturu attiecībā uz komisijas priekšlikumiem, attiecībā uz e-pierādījumiem pierādījumiem, neskatoties uz to, ka tiek izmantot šāds plašs termins e-pierādījumi. Faktiski aptvērums attiec tikai uz tiem datiem, kas tiek uzglabāti. Uh, uh, provideru tīklos. Lai piekļūtu šiem datiem, priekšlikums paredz eh, izmantot esošo pārobežu sadarbības tīklu, piepr, veidojot obligātu un tiešu sadarbības starp vienas dalībvalsts tiesu iestādēm un otras valsts pakalpojumu provideriem sniedzējiem, kas, ir, kas dibināti otrā dalībvalstī. valstī. Šī nolūka vārdā priekšlikumā paredzēta divi jauni sadarbības instrumenti - Eiropas e-pierādījumu sniegšanas rīkojums un e-pierādījumu uzglabāšanas rīkojums. Šie rīkojumi tiek izdot saskaņā ar konkrēti ar izdevējas dalībvalsts tiesību aktiem, un šī rīkojuma adresāts, jeb pakalpojuma providers, ir ar pienākumu šo rīkojumu pildīt. Ja viņš šo rīkojumu nepilda, tad tādā gadījumā rīkojumu piespiedu kārtā īstenot tā dalībvalsts, kurā vietā, eh, kuras teritorijā atrodas eh, šis pakalpojums sniedzējs. Lielākā atšķirība starp esošo ietvaru un tātad Eiropas izmeklēšanas eh, rīkojumu un šo jauno režīmu ir tāds, ka otras dalībās iesaistīšanās nebūs vajadzīga, jeb pat precīzāk runājot, tā būs nepieciešama tikai tajā gadījumā, kad pakalpojums sniedzējs nes, ne, nesadarbosies ar pirmo dalību valsti. Otrā, otrā lieta, kāds tad ir šī jaunā rīkojama, jeb sistēmas, pie, kāda ir pievienotā vērtība? Salīdzinot ar pašreizējo ietvaru pārnacionālo pielāku, pienākumu vākšanas jomā, pastāv šeit zinām pievienotā vērtība, ņemot vairāk tiek nodrošināta piekļuva e-pierādījumiem, tiek izveidoti jauni mehānismi tiešai sadarbībai starp tiesību sargājošām iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, un jaunie noteikumi tādējādi ietaupīs laiku un resursus. Manuprāt, tas ir visai acīm redzami šis jaunais ietvers tepat laikā netiks pilnībā pāri problēmai, kur rada fragmentācija un atšķirības dalību valstu tiesību aktos attiecībā uz e-pierādījumu sniegšanu un uzglabāšanu kopumā. Pirmām kārtām šo pierādījumu sniegšanas un uzglabāšanas rīkojumu vietējiem pakalpojumu sniedzējiem joprojām būs pakļaut tikai un vienīgi nacionālajām tiesībām. Jaunais, jaunā sistēma šādos gadījumos piemērota netiks otrām kārtām. Ierosinātais sadarbības režīms attiecībā uz pārobežu piekļuvu datiem jautājumi joprojām būtiski attiec tieši, eh, atsauc tiešā veidā uz izdevēju valsts nacionālajām tiesību normiem, ja runājam, piemēram, par, nu, apstākļiem, pie kādiem šāds rīkojums tiek izdots. Un zināmā mērā, piemēram, imunitātes un privilēģiju gadījumos, tas eh, savukārt saistīts ar eh, īsteno, īstenotāju valsts tiesību aktu sistēmu. Līdz ar to pastāv kaut kāda veida, nu, dažādība šais jurisdikcijās. Kādi tad ir trūkumi? Ja paraugāmies uz šiem trūkumiem, tad ļaujiet man uztvērt divas lielākos problēmu jautājumus. Pirmais - teritoriālā suverenitāte un jurisdikcija, un otrām kārtām - pamatiesība aizsardzība un tiesiskais pārskats. Komisijas priekšlikums paplašina jurisdikcijas īstenošanu uh, uz uh, tādiem pakalpojumiem un datiem, kas, piemēram, tiek glabāti arī ārpus Eiropas Savienības. Šāda vienpusīga pieeja atbilst arī nesenajiem notikumiem un attīstībai starptautiskā un nacionālā līmenī, ja, piemēram, domājam kaut vai par ASV mākoņu datu aktu ja paraugāmies uz šo notikumu attīstību, tad nevaram teikt, ka šie priekšlikumi būtu pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Tāpat laikā komisijas priekšlikums varētu negatīvi ietekmēt e, kopējā starptautiskā sadarbības ietvara funkcionēšanu ar trešām valstīm un radīt konfliktus, piemēram, īstenošanas jurisdikcijā. Turklāt pret pretrunīgas pienākumi pakalpojumu sniedzējiem var rasties, um, teiksim, um, sniegt vai nesniegt te pierādījums, tas var radīt juridisku neskaidrību gan pakalpojumu sniedzējiem, gan lietotājiem. Eiropas Savienības eh, ietvaros, toties tiešā sadarbība ietekmēs arī mm, tās dalībvalsts suverenitāti, kurā, dib, kurā atrodas pakalpojums sniedzējs. Līdz ar to šī jaunā sistēma ignorot šīs īstenojušās dalībvalsts pienākumu, piemēram, efektīvi aizsargāt pamatiesības savā teritorijā. Tādā veidā tiek skarta teritoriālā suverenitāte, un šī jaunā pieeja, jāsaka, iet krietni tālāk par līdz šim iedibinājušos izpratni par savstarpējo at, atzīšanas principu, ko nu pat referenta arī pieminēja, un attiecīgi pastāv arī bažas par to, vai 82. pants, pirmais apakšpunkts e, līguma par Eiropas Savienības darbību piedāvā pietiekamu juridisko bāzi šādai jaunai pieejai. Otra lieta pamatiesības un tiesiskais pārskats. Ierosinātais mehānisms neparedz pietiekamu pamatiesību aizsardzību, bet gluži otrādi liedz individam aizsardzību, ko piedāvātu tradicionālais starptautiskās sadarbības e, ietvers kriminālu lietās, kas attiec, piemēram, eh, kā tas, piemēram, ir Eiropas izmeklēšanas rīkojuma gadījumā. Ar komisijas priekšlikumu tiek no, novākti šķēršļi, kas paredzēti tieši mm, pamatiesība aizsardzībai, piemēram, dubultās noziedzības akts. Tāpat ir pienākums nodrošināt gan saturiskos datus, gan transakciju datus pie konkrētiem sliekšņiem, eh, pat tajos gadījumos, kad netiek izpildīti īstenojošās valsts eh, lik, likuma sliekšņi. Līdz ar to ar šo jauno sistēmu standarti datu aizsardzībā tiek pārsnie, pārkāpti. kas attiecas uz šī priekšlikuma mm, standartiem, nu, piemēram, mm, privilēģijas un tam līdzīgi īstenojošā dalība valstī, aizsardzības funkcija netiek īstenota tajā valstī, kur šis rīkojums tiek īstenots, bet mm, to dara pakalpojums niedzējs un uh, rīkojumu sniedzošā dalībvalsts, izdodošā dalībvalsts, bet neviens no šīm pusēm faktiski nevar piedāvāt adekvātu pamatiesību aizsardzību šajos gadījumos. Aizsardzības funkcijas pārvietošanu uz citiem pleciem, respektīvi šo kompetenču pārbīdīšanu, no īstenojošās dalībvalsts uz rīkojumu izdevēju valsti, savukārt traucē arī juridiskajam pārskatam, jo parastie sūdzību kanāli lietotājiem nebūs iespējami, tāpēc, ka tie būs pieejami tikai rīkojumu izdevēju valstī. Priekšlikums neparedz iespēju apšaubīt šo datu prasību konkrētajā rīkojumu īstenojošajā valstī. Viņi līdz ar to varētu teikt, ka šie dati netiek aizsargāti ar e, īstenojumu īstenojošās dalībvalsts tiesību aktiem. Pretējā un uh, kontrastam uh, pakalpojumu sniedzēja savukārt um, nevar apstrīdēt šī paša rīkojuma legalitāti, piemēram, tiesā lai arī nosacījumi šādu rīkojumu izdošanai tiek regulēti e, izdevēja valsts e, tiesību aktos. Tālāk pievērsīšos pēdējiem šim punktam e, par to, kāda trūkumi pastāv komisijas priekšumā un kā tos risināt. Pirmām kārtām vajadzētu vēlreiz apsvērt to, cik lielā mērā uh, E, šī atsauce uz e, un varbūt izmeklēšanas rīkojumu paplašināšanu varētu piedāvāt alternatīvu. Šāda veida e, efektīva piekļuve datiem pārsvarā balstās uz to, uh, ka tiek novērti sadarbības šķērsli un tiek paredzētas procedūras, kas palīdz efektīvi aizsargāt pamatiesības. Tas varētu, eh, nu, šī pamaties, šīs pamatiesības ir par cena, kas par, ir pārāk augsta sadarbības nodrošināšanai. Otrām kārtām likumdošanas priekšlikums ir jākoordinē ar daudz, daudzpusējā kārtā, piemēram, īstenojot sarunas arī par uh, kibernoziedzības ot, akta otro protokolu, kas attiecas uz piekļuvi rīkojumiem trešās valstīs. Jebkurā gadījumā vienpusīgi īstenojošās jurisdikcijas būtu jāierobežo, lai izvairītos no jurisdikcija konflikta un konfliktējošiem pienākumiem, kas tiktu attiecināt uz pakalpē, pakalpojumu sniedzēju. Trešām kārtām īstenojošai dalībvalstī vajadzētu iesaistīties arī rīkojuma īstenošanā analoģiski pārobežu uzraudzības sistēmai vajadzētu varētu izveidot, piemēram, paziņošanas mehānismu tā, lai kompetentā varas iestāde varētu pieņemt lēmumu par rīkojuma īstenošanu pati savā teritorijā. Ceturtām kārtām aizsardzības standarti, kas eh, izveidot attiecībā uz pārobežu sadarbību, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un ko paredz eh, īstenojošā dalība valsts, ir jāņem vērā īpaši te runājam par sliekšņiem, piemēram, attiecībā uz piekļuvi saturiskajiem datiem un tam līdzīgi. Visbeidzot, efektīvs ties, eh, tiesiskais pārskats ir jānodrošina gan uh, izdevēja valstī, gan īstenojošajā valstī. Tīpaši tas attiecas uz to, ka pakalpojums sniedzējiem ir jābūt sūdzību mehānismam, kā, piemēram, iesniegt sūdzības par šāda veida rīkojumu legalitāti un tā īstenošanu. Paldies! Paldies, Bozes kungam, un pirms mēs sāksim ar otro daļu, kur mēs runāsim par praktiķu pieredzi. Profesoram pavisam drīz ir jādodas prom, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt jautājumus, ko deputāti vēlētos viņam uzdot par šo pētījumu. Tātad, ja kādam ir jautājumi, lūdzu, uzdodiet tos Sofija un pēc tam referente Brigita. Sofija Intvelda. Liels paldies! Paldies arī, ka iepazīstinājāt mūs ar šo pētījumu! Es baidos, ka jūs nevarēsiet eh, doties prom, domājot, ka ar šo priekšlikumu viss ir kārtībā. Mums ir bijušas vairākas diskusijas par šo punktu, un šķiet, ka jūs jau zinat, kas mūs uztrauc. Es neesmu kategoriski pret šo ideju. Ja mums beidzot izdotos izveidot vienotu tieslietu uh, brīvības un drošības telpu, tad tam, protams, būtu jādarbojas. Bet tas nozīmē, ka aizsardzībai arī ir jātiek nodrošināta Eiropas līmenī. Ja ir runa par datu aizsardzību, kas nav vienīgā aizsardzība, tad tā vēl ar vienu daudzās dalībvalstīs tiek sargāta ar padomas 2008. gada lēmumu, tāpēc, ka tā saucamā policijas direktīva nav īstenota. Pirmais jautājums. Pat ja policijas direktīva tiktu pilnībā īstenota visās dalībvalstīs, vai jūs uzskatāt, ka tas būtu adekvāti? Vai arī jums šķiet, ka komisijai vajadzēja šo priekšlikumu gatavot kopā ar priekšlikumu regulai par datu aizsardzību šajā jomā? Trešais jautājums. Kādus citus pasākumus vajadzētu veikt, lai atrisinātu šos trūkumus un problēmas, ko jūs uzrādījāt. Un pēdējais punkts šķiet, tā ir tāda milza problēma, par ko neviens nevēlas runāt. Te nav runa tikai par e-pierādījumiem e- Eiropas Savienībā, te ir runa par darījumu arī e- Amerikas Savienotajām valstīm. Man tas ir kaut kas neakceptējams piešķirt trešajai valstī tiešu piekļuvi datiem, kas tiek glabāti Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka mēs varam vienkārši aizmirst par vispārējo datu aizsardzības regulu. Nezinu, varbūt jums vajadzētu tomēr mazliet izgaismot šos punktus, pat ja tas nav centrālais jūsu pētījuma temats. Jā, Patiešām šis jautājums parādījās arī sarunās ar ASV vēstnieku, tāpēc mēs gaidām, ka jūs to komentēsiet. Vēl divi īsi jautājumi. Pavisam ātri, Birgita pirmā. Paldies! Es arī varu izteikties pavisam īsi. Pēc tam, kad ir izteikusies mana kolēģe Sofija Intvelde. Bezeskungs, jūs jau minējāt, ka varbūt mums vajadzētu uh, um, pārdomāt, vai um, Eiropas izmeklēšanas rīkojums nevarētu būt alternatīvs instruments. Es arī brīnos, kāpēc uh, šie laika termiņi, ko, ko mēs piešķiram iestādēm, lai tās varētu atbildēt uz jautājumu, ir tik gari, kamēr dienestiem ir jāatbild tik ī, īsā laikā. Īsti nezinu, vai um, jūs varēsiet atbildēt uz šo jautājumu, bet vai jūs varētu iedomāties, ka izmeklēšanas eh, rīkojumam mēs varētu ievērojami samazināt termiņus atbildes sniegšanai. Paldies tagad Katarīna Činiči. Paldies! Es gribētu pateikties eh, profesoram Bosam par eh, viņa veiktu analīzi, kas jāsaka lielā mērā mm, tā piekrītu, jo ir kaut gan uzskatu, ka doma par elektroniskajiem pierādījumiem, eh, nu, pie tās noteikti ir jāstrādā, ņemot vērā, kāda ir, eh, nu, šī īpatnību eh, nepieciešama attiecībā uz pārobežu darbību. Paldies par jūsu stāstījumu un gribētu komentēt pēdējo punktu, kam pieskārāties par šo pārskatīšanas procesu 15 punktā, kas eh, paredz eh, kontroli no tiesu iestādes puses, izpildes dalību valstī, tātad, eh, ka varētu būt tiesību pārkāpums noticis trešajā valstī, ja tiktu izplatīti šie dati. Ko jūs domājat par situāciju? ir runa par eh, novērtējumu, kas eh, pēc eh, principa ir saprotams, bet tas varētu būt grūti īstenojams tiesu iestādēm, zinot, ka nav nekāda tāda normatīva pamata, teiksim, kaut kāds melnais saraksts Eiropas Savienībā, tāpēc nu, man ir jautājums, vai šis novērtējums tad būtu atbilstoši starptautiskām tiesībām. Vēl kāds vēlas izteikties pirms profesora Bēzes, kuram ir jādodas prom? I think I'll start with the last question. I mentioned Es sākšu ar pēdējo jautājumu. Es eh, pieminēju šīs legālās garantijas eh, dienesta pakalpojumu sniedzējiem, un jūs eh, runājāt par šīm garantijām, kas tiek piešķirtas izdevēja valstī. Tas attiecas uz uh, konfliktējošiem pienākumiem. Nav tāda vispārēja, nav tādas vispārējas garantijas um, pakāpojums sniedzējiem. Attiecībā uz šādām konfliktējošām prasībām nosacījumi ir gana detalizēti. Pavisam īsi izsakoties, es nedomāju, ka šeit vajadzētu daudz ko kritizēt. Komisija ir centusies nodrošināt uh, tādus līdzsvarotus um, pasākumus. Tātad no vienas puses tiek ņemtas vērā tiesībā aizsardzības uh, vajadzības un pēc tam no otras puses uh, visas lietotāju vajadzības. Šeit es, uh, protams, mm, neliktu galveno uzsvaru, ja runa par kritiku bet tad tas ir vienīgais gadījums, kad tiek paredzētas šīs legālās garantijas izdevēja valstī. Jautājums par uh, termiņiem. Atklāt sakot, ir uh, jāņem vērā, ka Eiropas izmeklēšanas rīkojuma režīmā lielākajā daļā gadījumu te nav runa tikai par izpildu iestādi, kas sniedz informāciju. Šī informācija pirms tam ir jāapkopo, tātad te ir runa par uh, diviem posmiem. Es domāju, ka būtu saprātīgi piešķirt mazliet vairāk laika. Nevajadzētu to pašu attiecināt arī uz privātajiem spēlētājiem, kuriem jau ir šī informācija. Tuvāk nākamajās daļās runās praktiķi, un viņi varbūt jums labāk izskaidros praktisko pusi. Pirmie trīs jautājumi. Pirmkārtām par datu aizsardzību un par 2008. Eh, gada lēmumu un jauno direktīvu. Šis ietvars, manuprāt, ir gana svarīgs, bet, ja ir runa par piekļuvi darījumu datiem un eh, sektoru datiem, šie standarti nav pietiekami. Cik tālu es zinu, pat eh, jaunā direktīva neietver nekādas specifikācijas attiecībā uz sliekšņiem šiem um, izmeklēšanas pasākumiem, kur ir runa par darījumu un satura datiem. Ja jūs patiešām vēlaties izveidot vienotus standartus Eiropā, tad, manuprāt, nav cita veida, kā vienkārši pieņemt direktīvu par tiesību aktu harmonizēšanu krimināla procesā. Uh, 82. pānta otrais punkts. Un tā ir tikai direktīva. Protams, ka ir arī citi posmi un nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai šāds pasākums varētu izdoties, bet, manuprāt, tas ir vienīgais veids. Citādi jums vienmēr būs tāds sajaukums, būs šie nacionālie sliekšņi, izdevēja valstī un, protams, arī savi pasākumi izpildošajā valstī. Bet uh, Ja šādu kopēju standārtu nav, tad eh, vajadzētu pieturēties pie šiem dubult standartiem. Tāds ir mans viedoklis. Īsti vairs neatceros otro jautājumu, varbūt jūs man varētu palīdzēt. Jā. Te bija runa par to, ka ir jāpabeidz datu aizsardzības līmenis. Jūs jau daļēji uz to atbildējāt, un otrais, kas vēl būtu jādara, lai tiktu galā šiem trūkumiem, un treškārt vienošanās ar ASV. Pirmkārtām izpildošai dalībvalstī vajadzētu piešķirt eh, rīcību brīvoties, eh, brīvību rīkoties. Mums vajadzētu viņiem dod iespēju pieņemt lēmumu tātad, vai ir šie dati jānodod vai nē. Tieši par to es arī runāju, tad, kad es izteicos par nosacījumiem un par uh, konvenciju, kas ir pieņemta, lai īstenotu Schengens vienošanos. Šeit jūs varat atrast ļoti detalizētas noteikumus, kur ir runa par valsts teritoriālo suverenitāti, kad uh, ārvalstu iestādes veic izmeklēšanas pasākumus, un, piemēram, veic kaut vai pagaidu arestu. Tas nozīmē, ka izpildošajai valstī ir jādod iespēja izteikties. Līgumā arī jūs to atradīsiet, proti 89. pāntā, kur ir izmantota pilnīgi cita likumdošanas procedūra nekā 82. Kas vēl? Es jau pieminēju šo eh, tiesisko pārskatīšanu. Tātad mums ir mm, jāpārskatā tiesības un pilnvaras, kādas ir eh, izdevēja valstī un izpildošajā valstī. Un, protams, galvenā problēma ir tāda, ka šie lielie spēlētāji atrodas ASV Mums ir jāvienojas ar ASV par šiem jautājumiem, pretējā gadījumā radīsies problēmas. Tad te būs konfliktējoši pienākumi pakāpojums sniedzējiem. Šeit man nav risinājuma. Jau ir pieejami instrumenti. Es atvainojos, tas jau ir kļuvis par dialogu Yes, um, but I must confess I have... I... Man ir jāatzīst, ka man diemžēl šeit nav nekāda risinājuma. Pētījums galvenokārt attiecās uz uh, režīmu Eiropas Savienībā. Protams, ir arī daži šāda veida aspekti, bet pētījumā par to neesmu runājis. Okay, thank you, thank you too. Paldies visiem trīs, uh, un paldies arī uh, profesoram Bēzem. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, Um, mēs uh, vēl runāsim par šo pētījumu, tad, kad visiem kolēģiem būs bijusi iespēja to iepazīties. Tagad sāksim pirmo sesiju, un tā būs praktiķu pieredze. Kolēģi, vai jūs vēlaties izteikties no zāles? Lūdzu, nāciet šeit uh, pie prezidija galda, un es uh, iepazīstināšu ar jums, tad, kad jūs būsiet atnākuši. Okay, so we're going to open the first part of the hearing by... Tagad uh, sāksim pirmo uzklausīšanas daļu un dosim vārdu Markusam Hartmanam. Viņš ir um, Ziemeļreinas Vestfālenes um, prokurors un atbildīgais par šāda veida noziegumiem. Tāpat arī mēs sveicam uz vidu uh, tiesnešu asociācijas pārstāvi un Joanu Kerhofu no uh, Bēļģijas eh, prokuroru biroja pret terorismu nodaļas. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu vidū. And Mr. Mitchell as well. Mitchell kungs arī ir ieradies. So first we're going to have. Uh, have you got? Have you got the presentation? Yeah, yeah. Is it ready? Slides. Nothing like a slideshow to wake everyone up. It's a sleepy moment. It's now uh, three, nearly 3.30, so good. Okay, so um, we have Marcus Hartman, Public Prosecutor and Head of Cybercrime Central Unit. Paldies, tātad mēs tagad uzklausīsim Hartmanu kungu, viņš ir no Ziemeļreinas Vestfālens prokuratūras un policijas. Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren Abgeordneten. Lielas paldies, lielas paldies, eh, priekšādātāji godājamie deputāti, šodien es vēlētos jums sniegt eh, ieskatu eh, praktiskajā pusē, kas attiecas uz šodien apspriežamajiem tik svarīgā, svarīgajiem jautājumiem. Un es sākšu, protams, ar eh, pateicību. Es vēlos paust jums pateicību, tāpēc, ka šodien apspriežamais temats raugoties no prakses viedokļa, ir viens no steidzamākajiem, pat varbūt steidzamākais jautājums, domājot par rīcību ar ēdatiem un sadarbību ar trešajām valstīm. Tieši tāpēc man, protams, ir gods jūs iepazīstināt ar praktisko šī jautājuma pusi, un no otras puses es uzskatu, ka patiešām ir pienācis laiks atrisināt šo jautājumu Eiropas līmenī. Problēma ir tāda, ka kibernoziedzībā nav gandrīz nekādas procedūras, kas um, attiektos tikai un vienīgi uz nacionālajiem tiesību aktiem. Es uh, vēlreiz izskatīju visu mūsu noziegumu reģistru, gatavojoties šai uzklausīšanai, un neatradu nevienu pašu visvienkāršāko noziegumu, kas uh, kaut kādā veidā nebūtu saistīts ar starptautisko kontekstu, ja ir runa, piemēram, par datu pieprasīšanu no starptautiskiem uh, uzņēmumiem vai arī sadarbību ar citu valstu tiesībā aizsardzības iestādēm. Un, lai jums visu to tā labāk izskaidrot, es gribētu pateikt uh, pāris uh, teikumu par manis uh, vadīto uh, iestādi. Tātad kibernoziedzības nodaļa Ziemeļreinā Vesfālinē ir centrāla iestāde, kas uh, Eh, strādā tikai un vienīgi ar kibernoziedzības lietām. Un īsi izsakoties, mums ir 21 valsts prokurors, kuri ir atbildīgi par eh, kibernoziegumiem, ko ir paveikuši apmēram 80 miljoni iedzīvotāji, tad, kas attiecas uz 80 miljoniem iedzīvotāju, un tikpat eh, ļoti lielu firmu skaitu. Tas nozīmē, ka pats svarīgākais, ar ko mēs nodarbojamies, protams, ir noziegumi, kas saistās ar uh, starptautisko vidi. Un tagad pavisam tāds konkrēts piemērs. Lūk, šis raksts no kāda tieša saistes žurnāla. Tas attiecas uz mm, lietu, ar ko es nodarbojos, un te ir runa par botnetiem, kas mēģina uh, veikt uzbrukumus un, un pēc tam tiek izveikti dažādi izspiešanas gadījumi, un uh, noziedznieki mēģina izdarīt citus noziegumus ar šo botnetu palīdzību. Šeit bija runa par britu pilsoni, kuram bija uh, uzturēšanās vieta Kiprā, un uh, Te eh, bija mēģinājumi izdarīt uzbrukumus eh, citu valstu uzņēmumiem. Un eh, kamēr notika šie uzbrukumi, simtiem tūkstošu vāciešu klientu nevarēja piekļūt internetam, tāpēc, ka tika traucēti sakari. Uh, Un, ja mums eh, parādās šāds scenārijs mūsu iestādē, tad eh, mēs redzam, kā bez eh, funkcionējošas starptautiskas sadarbības un bez funkcionējošiem starptautiskiem instrumentiem mums nebūs nekādu iespēju to veiksmīgi atrasināt. Man ir jums ar prieku jāsaka, ka mums izdevās kopā ar britu kolēģiem šeit veiksmīgi mm, mm nonākt pie rezultāta. Uh, Un, lūk, es jums pastāstīšu, kas tad mums ļāva tik veiksmīgi rīkoties. Šie veiksmas faktori ir daudzveidīgi, bet eh, daži elementi šeit ir jo īpaši svarīgi. Pirmais un svarīgākais faktors ir ātrums. Šajā gadījumā es vēlreiz un vēlreiz uzsveršu, ka um, noziedznieki um, uzvedas ļoti ātri, tātad viņi ir bināri, vi, nulle vai viens, vai nu jā vai nē. Tātad ja dati tiek eh, dzēsti, tad datu vienkārši nav, un tiesībā aizsardzības iestādes tiem nevar piekļūt. Un šajā kontekstā mēs runājam nevis par dienām vai nedēļām, kurās mēs realistiski varētu sagaidīt, ka mēs varēsim šo izmeklēšanu paveikt, bet mēs runājam par stundām. Šo botnetu infrastruktūru, ko es tik tikko jums prezentēju, mainās uh, dažu stundu laikā. Tas nozīmē, ka jums ir, teiksim, divu stundu loks, lai um, nodotu savu pieteikumu telekomunikāciju iestādē, lai iegūtu datus, lai iegūtu kaut kādus datus, kas vēlāk varētu jums būt pierādījumi. Ja jūs divu stundu laikā nevarat pavirzīties uz priekšu, tad izmeklēšanā jūs neko nepanāksiet. Tieši tāpēc, tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs domātu par tiesību aizsardzības struktūru efektivitāti. Šeit runāšu par vairākiem aspektiem. Mums eh, kibernoziedzības nodaļā ir, ir jāstrādā 24 stundas eh, diennaktī, 365 dienas gadā. Mums ir jābūt gataviem sniegt šādus lūgumus citām iestādēm un atbildēt arī uz citu valstu iesniegtajiem lūgumiem. Tātad mana nodeļa ir atbildīga par um, Eiropas uh, lūgumiem. Šī efektivitāte var būt eh, rezultatīva, ja mums ir vajadzīgais tiesiskais pamats mūsu darbībai. Tieši tāpēc vajadzētu paskatīties, uh, uz uh, tiesisko situāciju Eiropā, kāda tā ir skatoties no abām pusēm. Ļoti daudz lietas pašlaik eksistē tādā konstruktīvā pelēkajā zonā. Un uh, praksē mums ir ļoti vajadzīgi šādi risinājumi. Vienots ietvers, kas mums ļautu veikt izmeklēšanu balstoties uz konkrēta tiesiska pamata, um, manuprāt, praksē nozīmētu ļoti daudz, un mēs varētu ievērojami paaugstināt rezultātus. Tagad pavisam īsi paskatīt, paskatīsimies uz uh, pastāvošajiem instrumentiem. Protams, mums ir tādi instrumenti kā uh, kopējās izmeklēšanas grupas, mums ir um, prokuratūras mēzglī. Tātad eh, tie visi var darboties Eiropas līmenī. Tāpat arī mēs varam iesniegt tiesiskās palīdzības lūgumus. Taču šie klasiskie instrumenti, protams, ir ļoti birokrātiski. Tieši tāpēc, ja runa par efektivitāti un ātrumu, tad tie nav savietojami. Un tāpat, ja runa par kibernoziedzību, tad es, protams, šodien runāju tieši šādā aspektā, bet arī citās jomās ir vajadzīgi elektroniskie dati, lai varētu turpināt izmeklēšanu. Un, uh, diemžēl, uh, šādā gadījumā nepietiek tikai ar izmeklēšanas rīkojumu. Mums ir jāpaskatās arī uz šo situāciju no otras puses. Protams, ka mums pastāv arī laba sadarbība, un šeit es uh, vēlētos jo īpaši uzteikt vairākus uh, telekomunikāciju pakāpojumu sniedzējus. Un, protams, tas ir arī ļoti liels luksus, ka mēs varam šīs labās attiecības turpināt. Taču šī sadarbība, ja runa, teiksim, par ASV pakāpojumu sniedzējiem, tad, nu, datu uzglabāšanā tā ir ļoti bieža sadarbība, bet šī sadarbība balstās uz brīvprātības principu. Un pat, ja pastāv ļoti laba sadarbība, šis brīvprātības princips nozīmē to, ka um, partneriem, šiem uz komerciju orientētajiem uzņēmumiem, nevienmēr pietiek, vai arī viņi nevēlas um, investēt resursus, lai uh, laicīgi sniegtu atbildi uz visiem um, lūgumiem datu iesniegšanai. Tas uh, nozīmē, ka brīvprātība nav labs variants. Mums ir vajadzīgs uh, kopējs tiesiskais pamats. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka pašlaik apspriežamie priekšlikumi varētu nodrošināt eh, ļoti būtisku ieguldījumu tiesība aizsardzības iestāžu efektivitātes paaugstināšanā. Protams, ka es ar ļoti lielu interesi skatījos un klausījos arī, eh, kādi par un pret argumenti tika pieminēti diskusijās. Protams, mēs varam runāt par dažādiem uh, sadarbības aspektiem. Mums eh, ir jāsaprot, ka runājot par tiesisko palīdzību, mēs varam ļoti karsti debatēt un piedāvāt dažādus argumentus gan par, gan pret. Vēlētos norādīt arī uz vairākiem aspektiem, kas iespējams diskusijās tiek piemirsti. Es eh, vēlētos īsi izteikties, piemēram, par to, kāpēc nav nekādu citu alternatīvu praksē, lai paļautos uz kādu citu mehānismu. Kibernoziedzības izmeklēšanā, tad, kad mēs rīkojamies ar datiem, mums vienmēr ir tāda kā notikumu ķēde. Mums uh, ir jāatrod sākuma posms, un pēc tam mēs varam iesniegt lūgumus. Uh, ja mēs neizpildam pilnīgi visus posmus šajā ķēdē, mēs nevaram veiksmīgi pabeigt izmeklēšanu. Mēs eh, te rīkojamies tā, it kā mums būtu jāsmeklē adata sienu kaudzē. Mums būs iespēja uz labiem rezultātiem tikai tad, ja visa šī ķēdīte ritēs uz priekšu glūdī. Ja runa par tiesību aizsardzības iestādēm, tad Tālākajās diskusijās es vēlētos norādīt, ka ņemot vērā pašreizējos klasiskos instrumentus, proti tiesiskās palīdzības lūgumus, tad mums kā iestādēm vienmēr ir jāsaņem palīdzība no ārvalstīm. Ne, nevienmēr mēs varam eh, rēķināties ar to, ka mums būs iespēja atbildēt šīm iestādēm. Uh, un uh, diez vai uh, par šīm lietām būs atbildīga tieši mūsu iestāde. Es uzskatu, ka mums vajadzētu šos mehānismus uzlabot, un tieši tāpēc mums vajadzētu mēģināt uzlabot šo jauno instrumentu efektivitāti. Esmu nonācis pie secinājuma, ka pašlaik mēs dzīvojam tādā stadijā, kur brīvprātība un tiesiskā ietvara trūkums ir uh, novedis pie tā, ka uh, cietušie tiek aizsargāti vēl mm, mazāk nekā iepriekš. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jādiskutē par šiem priekšlikumiem. Mēs uh, cerām, ka šie priekšlikumi arī novedīs pie mm, tāda laba tiesiskā ietvera kibernoziedzības apkarošanā. Domāju, ka šīs jomas ļoti ātri mainās, un, un dažkārt mums ir jāsaprot, ka mums kā praktiķiem ir vairāk informācijas, un mēs eh, labāk saprotam, kas ir vajadzīgs, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Paldies, Hartmann kungs! Man tik tiešām ļoti patika jūsu uh, slaidi. Man šķiet, mums vajadzēja šo uzklausīšanu rīkot no rīta, Berigita. Eh, jā, tik tiešām ir eh, nu, pamatīgs mazriņu darbība nepieciešama. Eh, liels paldies, Hartman kungs. Un tagad došu vārdu Pītram Šnaiderhanam, kurš ir no Vācijas tiesnešu asociācijas. Lūdzu, jums prezentācija. Damen un Herren, vielen Dank. Godātās dāmas un kungi, liels paldies! Es pārstāvu šeit Vācijas tiesnešu asociāciju. Tā analīze, ko nu pat piedāvāja Hartman kungs, ir viennozīmīgi skaidra, un domāju, ka varam tikai un vienīgi viņam piekrist. Mums tiešām ir vajadzīgs, vajadzīgs šāds tiesisks regulējums, kas ietu pāri robežām un kas ļautu tādējādi strauji šo jautājumu risināt. Tāpēc mēs tikai un vienīgi atbalstām komisijas ierosināto tiesisko instrumentu. Jūs paliekat šeit, nē, Cipels kundze, jūs neiet prom, cik jauki, jo es tieši gribēju nu pat atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu par to, kāpēc uh, Eiropas izmeklēšanas uh, eh, instrumenti ietvaros nevar to panākt. Nu, tiesiskais pamats uh, tādā gadījumā tiktu paplašināts, nu tas praksē būtu ar tādu priekšrocību, ka mums par pamatu varētu kalpot jau esošais tieskais pamats, respektīvi Budapešas konvencija. Un tad vēl varētu būt arī papildus uh, regula, kas varētu izvērst šo instrumentu tālāk. Jā, tas jautājums tad tādā gadījumā par to, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, piemēram, tiesām, lai pieņemtu lēmumu. Jo, protams, mums ir kaut kāda laika ierobežojumi tiesnešiem, viņiem ir vajadzīgs tas laiks, kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi nonāktu pie lēmuma. Un tāpat laikā dalību valstīm ir zināms pienākums nodru, piemēram, turēt šos tiesnešus gatavībā tā, lai viņi varētu ķerties klāt pie šī procesa. Un nedrīkst, vēlamies, protams, panākt to, ka laika zaudējums nav pārāk liels. Nu, alternatīva um, būtu tādā gadījumā lūk piedāvāt šādu papildus regulējumu, bet tas arī nedrīkst būt pārāk ilgs. Pašos pamatos jautājums par to, kā tad darbojas šī sistēma. Ja, piemēram, šāds rīkojums tiek dots un pēc tam tiek īstenots citā valstī, nu, tā tad vispirms, pirmām kārtām jāuzsāk ir attiecīgā, attiecīgais process, un jau tika teikts, ka šobrīd eh, kopējā tiesiskajā ietvarā traukst, trūkst šāds regulējums tieši krimināla tiesībās. Respektīvi, šādas eh, tiesas procesa ierosināšana ir tikai un vienīgi nacionālo iestāžu ziņā. Un tad sodamība līdz trim gadiem, visas, visas lietas ar sodamību līdz trim gadiem arī ir nacionālā piekritībā. Uh, Nu, tātad tas eh, šādos gadījumos tiek piemērot tikai un vienīgi dalībvalstu nacionālais tiesību ietvers. Un šai gadījumā nav nekādas eh, ietekmes Eiropas tiesību aktiem uz to procesu, kas tiek īstenots nacionālā līmenī. un tas, mūsuprāt, ir arī tāda, tas nozīmē tādu zināmu vājo vietu šai kopējā sistēmā, un tā ir viena arī no pamat problēmām attiecībā uz šādiem pakalpojumu sniedzējiem. Un Un var arī gadīties tā, ka šie pakalpojumi sniedzēji sastopas ar daudziem dažādiem šādiem rīkojumiem. Un, Eiropas ietvaros vajadzētu tā gadījumā harmonizētus noteikumus arī šādu rīkojumu izdošanai. Kā šāda rīkojuma adresāts, eh, šāda rīkojuma adresāts saņem šo rīkojumu, un tad tam vajadzētu būt spējīgam pārliecināties par to, vai tas ir atbilstīgs, vai tas, piemēram, arī nepārkāp pamatiesības. Šāda veida pārbauda tam var eh, nu, izdoties uh, tikai tajos gadījumos, ja attiecīgās īstenojošās dalībvalsts iestādes eh, var piedāvāt šādu palīdzību, vai, piemēram, tās ir, piemēram, pā, spējīgas pārbaudēt to, ka šajā gadījumā rīkojums nav izdots pretlikumīgi. Nezinu, vai konkrēto pakalpojumu sniedzēju juridiskie dienesti ir pietiekami kvalificēti šādu pārbaudu veikt, vai viņi to šādu atbildību vispār arī vēlas uzņemties problēma šajā gadījumā ir nevis tāda, ka tādējādi tiek eh, apdarodēts ne tik vien šis apsūdzētājs un tiek nodarīts viņam, tā teikt, eh, pāri, bet gan arī tas, ka visa šī rīkojuma izpilde tādā gadījumā var tikt apdraudēta. Jo pakalpojums sniedzējs, piemēram, var teikt, ka lūk, šeit ir ļaunprātīga šī izmantošana notikusi, rīkojums nav izdots pamatoti, un tad tādā gadījumā Nu, es kā, piemēram, valsts prokurors varētu uzsvērt, ka tas galvā ir tiesisks instruments un no manis nav atkarīgs eh, tas, vai šis likum, rīkojums ir izdots vai nav izdots atbilstīgi. Es personīgi nevaru mm, par šādām lietām lemt. Un nevar arī uzsākt dialogu ar šo pakalpojumu sniedzēju attiecībā uz to, vai viņš vēlas vai nevēlas šo rīkojumu pildīt. Pienāk, šai grīmā pakalpojums sniedzējiem ir pienākums šo rīkojumu pildīt, bet pastāv, protams, kaut kādi tehniski ierobežojumi un ir tādi, nu, šīs juridiskās sistēmas punkti, kurus viņš nedrīkst apstī, apstrīdēt. Līdz ar to visa šī sistēma nu, ir jāveido tā, lai šī, pirmkārt šis pakalpojums sniedzējs arī var ievērot savas pamatiesības, bet vienlaikus. Un pārliecināties, ka šī īstenošana not, norisinās atbilstīgi. Un te jau tika runāts par to, ka faktiski arī brīvprātība ir visa šī procesa pamatā. Nu, piemēram, pakalpojums nedzēs var teikt, ka, lūk, viņš norāda šo rīkojumu, tāpēc, ka pamatiesības ir pārkāptas. Un tad e, šī rīkojuma legalitāte ir apstrīdēta īstenojošai iestādēji, e, nu, tad tas ir jāpārbauda. Un šāda prasība ir jāpārbauda, tad jānāk ir precizējumam par to, kādi rezultāti kurā jurisdikcijā tiek sasniegti. Un vienlaikus jāuzsver, ka šādā gadījumā ir uh, Mm, jābūt arī kaut kāda veida slāptēm, stātam elementē šai procesā, jo tikko apsūdzētais par to tiek informēts, tā, protams, šī informācija var tikt dzēsta. Tas nenozīmē, ka apsūdzētā tiesības nav aizsargātas, bet viņi vienkārši nav informēti mm, par to. Un mm, viņiem jābūt spējīgiem sevi pret šādiem apsūdzībām aizstāvēt. Uh, Nu, katrā ziņā Vācijas tiesību aktos, piemēram, tiek eh, iekļauti šādi noteikumi, un šajā gadījumā, šajā priekšlikumā šādu noteikumu nav. Un tāpat arī pakalpojumu sniedzējiem ir eh, te paredzēti diezgan tādi interesanti risinājumi. Nu, un tad, tad jādomā par to, vai šim instrumentam vispār var būt panākumi, jo tad jāgadījumā, ja šādā procesā dati tiek sniegti, uh, Un pēc tam savukārt tiek secināts, ka, nu, piemēram, apsūdzētais uzzina, ka šie dati ir, ir nodoti, vai viņš pēc tam var griezties tiesā, lai šos datus viņam, tā teikt, atdotu vai tos dzēstu, kāda veida instrumenti ir apsūdzētās personas rīcībā. Vēl 15. pants - attiecības ar trešām valstīm. Šajā gadījumā ir tiek dots tāds uzdevums tiesu iestādēji, ko tā nemaz nevar izp, izp, izpildīt. Mm. Jo te vispirms politiķiem jānodrošina kaut kādus ietvaru nolīgumus, respektīvi vispirms ir klasiskā tiesiskā palīdzība, kā instruments jāizmanto. Pieprasot no pakalpojumu sniedzēju šos datus, tas nevar nākt eh, no kādas tiesu iestādes un arī tiesu eh, iestādi šai gadījumā nevar trešā valstī pārliecināties par šādu pie, pienākumu izpildi, jo tas nav viņa kompetencē. Tātad, lūk, viens jautājums pēc otra. Šī regula rada visus šos jautājumus, jā, zināmā mērā ir kaut kāda veida pozitīva uh, lieta, respektīvi, ka tiek noteikts pienākums datu uh, provideriem šos datus sniegt attiecībā uz apsūdzēto pēc pieprasījuma. Un pēc tam, nu tā, tā tas ir. Tas ir ļoti svarīgi, jo, protams, citādi mums šiem datiem nepiekļūt, bet jautājums par to, vai tam nevajadzētu tomēr notikt kāda cita tiesiska instrumenta ietvaros kas varētu, piemēram, darboties e, paralēli šim Eiropas izmeklēšanas rīkojumam. jo šai gadījumā šī e, tīri tiesiski, tie, tiesiski šis pakalpojums sniedzējs nedrīkstētu ieņemt šādu centrālu lomu. Paldies! Many thanks, Mr. Liels paldies! Uh Šnaiderhāna kungs, un uh, es varu iedomāties, ka klātesošiem noteikti jau ir daudz jautājumu. Esam uzklausījuši divus runātājus. Pie tā atgriezīsimies vēlāk, bet tagad dosim vārdu mūsu nākošiem viesim. Viņš jau uh, kļūst uh, ļoti nepacietīgs, un dosim viņam iespēju uh, pastāstīt, uh, kāds ir viņa viedoklis. Tā ka bez kavēšanās dot vārdu Jānam Kerkhofam, viņš ir Beļģijas uh, federālā advokāta biroja. Uh, Eh, tiesnesis un viņš darbojas pret terorisma nodaļā. Eh, Kirchhoffkungs, jums tenis desmit minūtes. Paldies! Priekšsēdētāji, vai mana prezentācija vai materiāls uz ekrāna ir gatavs? Kirkup, is it ready? Okay. okay. Thank you very much. As you uh, know... Paldies, kā jau jūs uh, ievērojāt, priekšsēdētāji, es uh, nu, jau sāku trīties un biju gatavs piedalīties šajās debatēs, jo jautājums, protams, ir uh, ārkārtīgi svarīgs. Esmu federālās tiesas tiesneses federālajā mm, prokuroru birojā un ikdienas darbā es strādāju pie dažādām pretterorismu lietām, kibernoziedzības lietām tādā diezgan lielā, plašā mērogā. Un e, nākošo slaidu lūdzu. Tātad 17. aprīlī 2018. gadā es biju diezgan e, priecīgs, kad jauni uh, instrumenti mūsu, mums tika ierosināti, ja tā varētu izteikties. Un uh, tas e, man ir radījis šo sajūtu, jā, mēs varam, un tas tik tiešām e, šķita, ka bija varbūt mazs solis e, cilvēkam, bet milzīgs solis visai cilvēcei. Neņemiet vērā lūdzu karogu šajā attēlā, bet varbūt, ka Eiropas Savienība varētu būt pirmā, kas iesprauž savu karogu mākonī un nevis uz mēnesi, bet. Mm, Reāli mēs tik tiešām bijām ļoti priecīgi, jo šie priekšlikumi ir tāpēc, ka ir reāls pieprasījums un tik tiešām ir vēlme, lai būtu specifiski instrumenti, kas eh, risina šo digitālo pierādījumu um, svārstīgumu aspektu, kā man kolēģi pareizi norādīja, ātri tas ir jādara un mums ir jārīkojas, lai mēs saglabātu pierādījumus. Protams, eh, esmu vienisprāts ar visiem šajā telpā. Un arī mani ļoti satrauc eh, grosība, drošības garantijas Eh, privātuma tiesības, eh, visādi aspekti. Es esmu arī, starp citu, devis zvērstu privātuma aizsardzībai, tātad tas saistās ar man ikdienas darbu. Es uzskatu, ka esmu eh, tā kā ķirurgs, kas dažkārt, lai varētu ļaut brūcei dzīt, tad dažkārt ir jālieto skalpels un jāgriež, bet nu, bez skalpeļa šī brūce nebūs labā izskatā. Nākošais laids. Es gribēju vispirms izvērtēt situāciju, jo dažkārt man ir tāds iespējas, ka, kā lai pasaka, pastāv šī atmosfēra, kad kādus īpašus cilvēkus vajag aizsargāt no tādiem cilvēkiem kā es. Un es nedomāju, ka tas tik tiešām būtu nepieciešams, jo Šobrīd ir daudzi interneta pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir eh, milzīgi datu apjomi. Mums nekad nepietiktu papīra, lai uzrakstītu orderus eh, par šiem datiem. Cilvēki dod šos datus eh, paši, dod šo privātiem uzņēmumiem, un es domāju, ka mums ir ļoti skaidri jāapzinās, kā mēs pret to attiecamies. Un šobrīd es nesaskatu uh, tādu iespēju, piemēram, ļaut ASV darboties mūsu izmeklēšanas lauciņā, un to, starp citu, es uzskatu par vienu no priekšlikuma pozitīvajiem aspektiem, kā iespējams mēs varētu iesniegt dažus šos spēlētājus, nu, lai viņi nodrošinātu Eiropas aizsardzības, mm, Eiropas datu aizsardzības standartus kurus mēs izmantojam paši savā Eiropas uh, tiesību sargājošajā telpā. Mums ir jāapzinās, un nākošo slaidu lūdzu, ka privātums nevienmēr ir tāds bažu aspekts. Tas labi rada bažas man, jums, bet mums jāapzinās, ka privātums ir arī produkts. Ja jūs esat apmierināts ar to, ka jums nav jāmaksā par Google izmantošanu, tas ir tāpēc, ka jūs esat produkts. Un mums to vajadzētu skaidri apzināties. Un, eh, nu, jāizvērtē pozitīvais, negatīvais visos virzienos, bet eh, lūdzu neuzskatiet, ka eh, tā ir iespēja. Tā ir kaut kāda īpaša iespēja šajā milzīgajā mm, nozieguma telpā, jo viss šī telpa ir potenciāla nozieguma telpa jo ir daudz cilvēku, kas internetā veic ļoti sliktas lietas un darbības, un mums tāpēc būtu jāspēj pieprasīt datus no šiem dažādiem uzņēmumiem. Jo, kā es teicu, nu, visa šī vide ir tāda milzīga nozieguma eh, norises vieta. Tā tad eh, Tā ir tāda nedaudz piespiesta situācija. Te ir misters eh, E pierādījums, viņš te ir ir sadavies rokās ar, ar mis eh, nodrošinātāju, un tad tur, lūk, viņam piekļāvusies ir eh, misis eh, tiesību nodrošinātāja, tiesību īstenotāja. Tātad Tāda nu ir tā situācija. No vienas puses mums ir šis uh, internetu komunikācijas ātrums, mums ir datus un, un, un komunikācijas uh, nestabilitāte un tāpat laikā tiesība sargājušām iestādēm ir nepieciešams saņemt nepieciešamos datus. Par eh, nepieciešamību pēc Eiropas e-pierādījuma rīkojuma. Eh, te ir eh, šāda bilde, tā tad ar mapēm, ar failiem, un es gribētu aicināt visus, kam ir interese, Eh, iegriezties pie manis, atrast eh, vienu failu, paņemt kādu failu un mēģināt atrast tādu failu, kur mums nebūtu bijuši nepieciešami dati un kur mums būtu, nebūtu bijusi vajadzība piekļūt datiem ļoti ātrā veidā. Tālāk, šajā slaidā mēs redzam, cik svarīga ir tieša sadarbība starp tieslietu departamentiem un internetu pakalpojumu sniedzējiem. juridiskais pārstāvis Eiropas Savienībā arī tiem provideriem, kam ir galvenā mītne ASV, atbildi tiek dota desmit dienu laikā un sešu stundu laikā steidzamos gadījumos. Nākošais slaids, attēls. Šeit jūs redzat schēmu, kā tas darbojas. Un mēs esam ļoti optimistiski par šo iespēju kas dod, kas mm, tātad pieprasīt uh, informāciju tieši no internetu pakalpojumu sniedzējiem, un tā ir tāda īpaša vērtība. Nākošais slaids. Vai tā ir jauna ideja? Jo Iepriekš eh, sesijas sākumā tika ierosināts, ka ideja ir pilnīgi jauna, bet nu, tā nav absolūti jauna. Tā ir jauna eh, piekļuvei datiem, tāpat arī transakciju datiem, un tas ir jauns arī grāmatvedības datiem, bet, eh, ja mēs runājam par tādu pamata informāciju, kopš 2001. gada 18.1. pants Budapeštas konvencijā nosaka, ka pamata informācijai, basic subscriber information, viss šī situācija jau ir pastāvējusi 17 gadus. Un šobrīd mums ir kāda 60 valsts, kas ir ratificējušas Budapeštas konvenciju, visas Eiropas valsts ir to ratificējušas. Un ir šobrīd jau iespēja, balstoties uz konvencijas, iegūt šo basic subscriber information tiešā veidā no interneta pakalpojums sniedzēja, nevis no valsts. Tā tad eh, eh, šis priekšlikums mūsu priekšā iet nedaudz tālāk. Principā, kas jau ir ticis īstenots, un, eh, kā es teicu, kurš jau principā pastāv 17 gadus, tā ka mums ir ļoti labi jāapzinās, ka, ja mēs kaut kādā veidā veicam vēl kādu izvērtējumu, ko mums vajadzētu darīt ar eh, šo tiešo piekļuvu internetu pakalpojumu sniedzējiem citā valstī. Nu, mēs zinām, ka mēs jau esam ratificējuši šo principu, kas ir iestrādāts eh, Budapeštas konvencijā par kibernoziedzību. Nākošo attēlu lūdzu. Par saikni starp eh, Eiropas izmeklēšanas orderu un Eiropas sē pierādījumu rīkojumu. Tad, kad eh, tiek veikta acis ķirurģija, tad eh, varētu uzdot jautājumu, vai jūs dodat priekšroku, lai mēs izmantojam šķēres, skalpeli vai lāzeri. Un tātad šis arī ir galvenais jautājums mūsu priekšā. Mēs to varētu darīt ar šķērēm, bet eh, tas nebūtu īsti atbilstoši un iespējams rezultāts neizskatītos labi un rezultāts nebūtu kā vajadzīgs. Tā ka es pilnībā piekrītu kolēģim Hartman kungam, kurš lika uzsvaru uz eh, nepieciešamības pēc eh, šī specifiskā instrumenta, un es arī gribu izteikties balstoties uz tādiem ļoti skaidri saprotamiem piemēriem. Nākošais slaids. Eh, šī ir konkrēta lieta, piemēls, tātad terorismu lieta, kur mēs centāmies novērst uzbrukumu Beļģijas teritorijā ASV eh, attiecīgā komiteja tur līdzdarbojās. Mēs eh, pie viņiem griezāmies 16. gada no, 15, no 5. līdz 6, 7. oktobrim. Un eh, sadarbībā ar šo komiteju mēs atklājām, ka viens no augststāvošām amatspersonām kādā islama valstī izmantoja ļoti konkrētu mm, hotmail adresi, lai uh, Mm, dotu savus rīkojumus, un tas piesaistīja mūsu uzmanību. Eh, ko mēs darījām? Mēs eh, veicām eh, šī konkrētā konta ātru iesaldēšanu. Mēs pieprasījām, lai Microsoft iesaldē visu, kas saistās ar šo konkrēto hotmail adresi, un es domāju, ka visi mūs būtu atbalstījuši lai mēs iesaldētu šos datus, nepieļaut kādu potenciālu uzbrukumu. Emla pieprasījums ASV tika izteikts uh, oktobra beigās 16. gadā. Mēs gaidījām, un mēs gaidījām, un uh, eh, ASV tieslietu departamentam prasījām, kā rīkoties, ko darīt tālāk, vai jums ir kādas ziņas, kāda jaunuma, un jums tad uh, vajadzētu būt informētiem, kā ASV tieslietu uh, departaments, eh, nu, jā, viņi ir gatavi sadarboties, bet viņiem arī ir, eh, nu, tādi datu sniegšanas sastrēgumi. Viņiem eh, ir ļoti daudz šādi info, interneta datu pakalpojums sniedzēji. Viņu valstī viņiem ir daudz tiesu lietu, notiek dažādas debatas, un ASV tiesnesis nolēma gal galā attiecībā uz šo lietu, kā šos saglabātos datus var nodot, un tad mēs saņēmām šos datus 7. Dec, novembrī 2007. gadā, tātad 12 mēnešus un 26 dienas pēc manis aprakstītiem notikumiem. Tas nav, tas, un tas nav nekāds izņēmums. Un rezultāts bija tāds, kā 7. novembrī 17. gadā mums pateica, ka uh, hotmail adrese Attiecīgi adresi jau bija svītrota 26. maijā 16. gadā, pat pirms pierādījuma saglabāšanas rīkojuma. Tā ka tajā brīdī sistēmā bija tāds sajukums un principā pat nebija skaidrs, kādus datus mēs varētu tur paredzēt, iegūt. Ļoti ilgi bija jāgaida uz atbildi, un tad rodas jautājums, kā tad jūs atrisināsiet kaut ko tādu ar Eiropas izmeklēšanas rīkojumu ar šo MLAP procesu, un, nu, praktiski tas nav iespējams, tāpēc man patīk jautājums, ko uzdeva Intvelds kundze iepriekš Bozes kungam, profesoram. Jautājums tur bija par šo vienošanos ar ASV, un Bozes kungs teica, ka man nav risinājuma, kā to risināt. Un um, bija komentārs, jā, ir uh, risinājums, mums ir uh, MLAT uh, un tas darbojas, bet šis ir terorismu gadījums, kad ir cilvēki, uh, kas gaida uh, izmeklēšanas uh, pierādījumus. Un uh, tā, tas ir reāls process un uh, šis MLAT process, nu, <laughs> ja jūs uzskatāt, ka 12 mēneši un 26 dienas ir pieņemami, tad. Uh, Nu, tas tik tiešām nedarbojas. Pastāv risinājums. Un risinājums ir tik tiešām tas jautājums, par ko mēs diskutējam. Tie ir priekšlikumi attiecībā uz Eiropas e pierādījumu rīkojumu, kas varētu to visu pavirzīt citā virzienā. Nākošo attēlu lūdzu. Es pavisam drīz beigšu, saka runātājs. Tā tad bērnu pornogrāfijas uh, lieta. Uh, Spānija Beļģijai iesniedza uh, elektronisko pierādījumu rīkojumu 17. februārī 18. gadā. Tātad pieprasījumu par pēdējiem deviņiem mēnešiem, tad bija izmeklēšanas rīkojums, iesniegts Beļģijas tiesnesim un arī par pēdējiem deviņiem mēnešiem. Uh, bet eh, datu uzglabāšanas ierobežojumu dēļ Beļģijā tiesnesis 15. aprīlī, tātad nu var pieprasīt informāciju tikai kopš aprīļa, nevis kopš šī mm, pierādījuma saglabāšanas rīkojuma. Un tad, kad notiek izpilde maija beigās, tad eh, rodas eh, problēma, ka tajā laikā, teiksim, konts varētu jau būt ticis dzēsts, un jebkurā gadījumā izpildot uh, Eh, izmeklēšanas rīkojumu, eh, nu tad jau ir iztrūkstošs eh, periods. Ko varētu šajā gadījumā darīt? Varētu izdot šo pierādījumu saglabāšanas rīkojumu katru dienu, un tad jūs varētu tādā veidā aptvert katru dienu līdz beigām. Vai tas tik tiešām būtu risinājums? Nu, nē, taču man šķiet, ka. Kaut gan šajā konkrētā gadījumā tas būtu um, attaisnojami. Tālāk šie paziņošanas pieprasījumi daudz ir par to, bet atkal te var dot konkrētu piemēru, kas te notiks. Tā tad redzam šeit Rumānija, piemēram, izsaka pieprasījumu Microsoftam elektroniskā pierādījuma sniegšanas rīkojumu. Tātad Microsoft atrodas Beļģijā un tā kā Rumānija saka, ka nav šis mērķis, mēs nezinām, kur ir aizdomās turētājs, mums ir jāpaziņo mm, šai īstenojošai valstī, tātad paziņojums Bēļģijai. Kas notiek? Jā, visa Eiropa tagad sāks eh, paziņot eh, par šiem satura pieprasījumiem Microsoftam un to sūtīs visus uz Bēļģiju. Tātad nākošais klikšķis. Uh, Tātad šeit ir šis aizdomās turētais, viņš ir Francijā, viņš tur tā kā smējās. Tātad notiks sekojošais. Nāk šie pieprasījumi, tie visi sanāks tur sakritīs Beļģijā, un tad rodas jautājums, ko tad mēs darīsim ar šiem paziņojumiem, vai ko mums vajadzētu darīt? Un vajadzētu, vai vajadzētu darīt, jo mums nav nekāda ideja, kas ir šī aizdomās pirmā persona. Uh, Tātad nekādas informācijas mūsu kolēģi Rumānijā ir izdevuši orderi, kas ir pilnīgi leģitīmi. Mums ir jāverificē, kāpēc tas ir noticis, un tad jūs varētu uzdot jautājumu, kāpēc. Nu, burtiski 15 sekundes, eh, lūdzu, vēl runātājs, tad es beigšu. Tātad lielāko daļu laika mums ir nepieciešami dati, lai mēs zinātu, kur persona atrodas. Tātad, ja jūs sataisat noteikumus, kuri mums ir jāievēro attiecībā uz šīs personas atrašanu, nu tad eh, jā, varbūt, ka mēs izsakam šo pieprasījumu, kur persona atrodas, bet faktiski jautājums eh, būs tāds, ko tad mēs reāli varētu darīt ar visu šo ehm, nu, bezjēdzīgo, es atvainojos par eh, šādu terminu, mm, tādu bezjēdzīgo pieprasījuma kaudze, nu tā ir milzīga darba nasta. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam nolēmuši neusticēties savam kolēģim no Rumānijas. Nu, bet tas nav galvenais jautājums. Un tad pēdējais slaids. Un tas arī viss no manas puses. Liels paldies! Liels paldies! Un es ļoti atvainojos, ka man jābūt tādai nelaipnai pret eh, jums, bet mums tik tiešām nav daudz laika vairs atlicis. Un eh, šķiet, Starp citu, paldies par jūsu stāstījumu. Tas eh, parāda, ka jūs esat ļoti iesaistīts šajā mm, darbības jomā, un tas ir patīkami. Varbūt citi aspekti man mazāk patika, bet uh, Visi izvēlas tās eh, daļas, kas eh, viņiem palīdz viņu konkrētajā pozīcijā. Bet, nu, laikam, to visi mēs darām. Es zinu, ka kolēģi, arī es gribu jau ķerties pie debatēm, bet lūdzu saprotiet, ka mums joprojām ir vēl viens kolēģis eh, šeit mūsu panelī, un tas ir Ians Mičels. Viņš ir CCBE uzraudzības darba grupas loceklis. Viņš darbojas Eiropas mm, juristu sav, Savienībā. Un pirms ķersimies pie jautājumiem, uzklausīsim viņu dāmas un kungi. Īpašos laikos ir nepieciešami īpaši pasākumi. Un tā tirāni vienmēr ir atbalstojuši, um, pamatojuši savu darbu. Robi, Ro, Romas semāca arī bija īpašs uh, tāds fórums. Un uh, viņi deva pilnvaras diktatoram, kuram eh, bija tāda diezgan eh, nu, īpaša slava attiecībā uz sliktiem darbiem, bet eh, romiešu laikos mm, tas vienkārši bija cilvēks, kuram uzticējās, ka viņš valsts izvedīs no nepatikšanām. Mēs jau Kirchhoff kungu uzklausījām un Hartmanu kungu. Uh, Un uh, viņi teica, ka šie ir tādi ārkārtēji laiki un sarežģīti laiki. Šis ir pasākums, ko mēs gribam, bet dāmas un kungi, man nešķiet, ka uh, šis mēģis atspēko. Uh, uh, veidus, uh, šos tā sasniegšanas veidu, ja mēs varētu rīkoties likumīgāk un proporcionālāk. Un tas arī ir uh, CCBE priekšlikuma pamatā. Jūs visi droši vien esat saņēmuši CCBE dokumentu. Tas ir ļoti tāds blīvs un priekšsēdētāji droši vien dzirdēs, man uh, nav nekāda nodoma to izskatīt detalizēti, bet es gribu uzsvērt galvenās problēmas uh, pašreizējā priekšlikumā, un manuprāt, CCPE uzskata, ka uh, tas tā nav proporcionāla atbilde problēmai. Pirmām kārtām. 82.1 pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību Tā īsi sakot, mums ir lielas šaubas par to, vai 82. pāns, pirmais eh, paragrāfs ir atbilstošs juridiskais pamats, jo tā nav parasta sadarbība starp eh, tiesu sistēmām. Te pastāv tāda fundamentāla problēma attiecībā šī priekš, eh, priekšlikuma mm, arhitektūra, un mm, mēs jau esam saņēmuši detalizētu kritiku par to. Tātad, principā, kas mums ir, ir izdodošā valsts kura varbūt ir tiesas sistēmas līmenī, bet varbūt, ka tā ir eh, nu, kaut kādas citā līmenī. Un uh, griežas nevis pie īstenojošas valsts, bet pie kāda indivīda, teiksim, pakalpojuma sniedzēja īstenošanas valstī, tā ka ir eh, šis pārobežu vektors. Uh, Un tas vienkārši ir tāda bezprecedenta situācija. Es eh, te dzirdēju Budapeštas konvenciju, ka tā tika pieminēta, bet tas attiec tikai uz subscriber datiem. Tas nav mm, attiecībā uz piekļuvas datiem, kas ir metadatu otrs spektrs, un tas uh, neatiecās uz satura datiem. Tā tad mums ir jāapzinās, kāda šī situācija. Galvenā problēma šajā arhitektūrā ko es jums ieskicēju, ir tas, ka nav tiesa iestāžu kontrolas attiecībā uz šo īstenojošo valsti. Un mm, tik tiešām priekšlikumos nav nekāda kontrola paredzēta attiecībā uz mm, šiem abonēšanas datiem un piekļuvas datiem. Mēs neuzskatām, ka tas atbilst. Uh, eh, Benedikta lieta pret eh, Slova, Sloveniju un tāpat arī citiem eh, dažiem gadījumiem cilvēktiesību tiesā tie parāda, ka ir nepieciešama pilnīgi skaidra tiesu sistēmas kontrola. Te var izdarīt tādu interesantu salīdzinājumu starp komisijas priekšlikumu un prezidentūras eh, pārskatīto dokumentu, jo komisijas priekšlikums ir gana slikts, bet prezidentūras pārskatītais dokuments atklāja, nu, ka nekāda no, nu, uzlabojuma nav notikuši faktiski. Pirmām kārtām mēs eh, skatāmies uz šo ideju, ka mm, tā tad eh, eh, pakalpojumu sniedzējiem tiek dotas tiesības iebilst Bet eh, te ir problēma, un to, manuprāt, eh, izgaismoja priekšpēdējais runātājs. Tātad šeit ir Microsofts. Microsofts, principā, ļoti labi tiek ar šo situāciju galā. Tie visi tie sīkākie eh, provideri, par ko te būtu jāstrauc. Bet tātad šis milzīgais pieprasījumu kalns. Tur nav nekādas eh, skaidrības, vai konkrētā informācija, kas tiek lūgta, vai šī informācijas nodošana varētu kaut kādā veidā skart eh, pamatiesības nastoto pantu, vai arī varbūt eh, tas atbilst sastiem pantam um, konvencijā, tātad tiesības uz godīgu tiesu. Un, protams, sastais pants, eh, tur, kur viņš paredz eh, šo aizsardzību, nu tad eh, tur nevar veikt šo darbību, bet tātad informācijas providers principā nevar uh, veikt šo darbību. Tātad kaut uh, sākotnējā dokumentā ir tiesības iebilst, ja materiāls skaidri parāda, ka tas pārkāp cilvēktiesību hartu, vai arī tas ir skaidri tāds abuzīvu raksturu, nu tad pastāv problēma, un tāpēc arī CCB ierosina, ka jebkuru pieprasījumu vajadzētu nosūtīt, vai arī nosūtīt datu kontrolētājiem. Un ir vēl papildus problēma, un tā ir sekojoša. Nu, tā nav problēma gan, bet uh, komisijas teksts, tā tad šī izais pozīcija ir tāda, ka providers uh, var uh, informēt uh, klientu, ja vien viņš nav instruēts pretēji. Bet, ja mēs skatāmies prezidentūras pārskatīto dokumentu, tad šīs tiesības uh, tiek uh, ierobežotas praktiskā ziņā ISP ietvaros. Uh, Un šīs tiesības iebilst ir principā pilnīgi svītrots, un pamatojums ir tāds, ka tad, kad pieprasījums ir izteikts, tad tas tiks īstenots. Un tas, principā, arī ir uh, viss. Un tā netiek izlīdzsvarots pamatiesības. Un otra problēma ir uh, šī default pozīcija neteikt neko. Ja jums būs kaut kas tāds vispār, ja tas notiks, bet ja juridiskais pamats ir mm, tāds neskaidrs, tad Vismaz vajadzētu būt eh, prasībai arī izdevēju valstī, lai tā pamatotu ar eh, šo tiesisko pārskatu eh, izdevēju valstī, kāpēc informācija ir nepieciešama un kāpēc tā jābūt slepenai izmeklēšanas nolūkos. Ir vēl citi papildus jautājumi CCBE dokumentā, kurus es tā ātri ieskicēšu, ir jautājumi par modalitātēm, kādā veidā šī informācija ir e, jāsniedz. E, tur formāti, mašīna, lasām dati un tā tālāk un tā tālāk, tas viss nav definēts. Tur pat vispār nav tāda pieņemama definīcija pieņēmumu pierādījumiem. Tos var rast ar dažādu instrumentu palīdzību un Mēs domājam, ka tas nav proporcionāli. Viena no lietām, jautājumiem prezidentūras dokumentā, ko mēs pozitīvi vērtējam, ir tas, ka attiecībā uz satura datiem tagad šķiet ir saraksts par to, kas tik tiešām ir nopietnas pārkāpums vai nodarījums, un to mēs pozitīvi vērtējam, bet grib izteikt novērojumu, ka tas neatiecas uz minimālajiem sliekšņiem, piekļuvas datiem un abonētiem datiem. Un uh, Runājot par pierādījumu saglabāšanas rīkojumu, materiāls ir jāsaglabā tad, kad izdevēja um, ierādi, iestāde ir norādījusi, kā ir uzsākta um, izmeklēšana, bet nekas vēl nav pabeigts vai noslēgts, un uh, nav arī šī dubulta pārkāpuma prasība. Cenšos pieturēties pie izteikšanās laika, tāpēc ļoti ātri pāriešu pie tā, kā mēs uzskatām mm, šo konkrēto mm, nu, problēmu mēs varētu risināt tādā proporcionālā veidā. Tātad, pirmkārt, vai direktīva vai regula? 82. pants. Mēs nedomājam, ka e, te varētu, ka, ka te varētu taisīt regulu. Droši vien, ka regu, direktīva vairāk. Lielākā problēma ir atrast juridisko uh, pamatu atbilstoši 82. pantam, bet, ja to varētu atrisināt, tad, uh, jā, es dzirdu jau teikto, un es arī saprotu, ka ir nepieciešama nepieciešamība saglabāt pierādījumus. Un iespējams, eh, tāpēc, ka varbūt šo steidzamību mēs kaut kā varam apriet, nu tad tika rasts šis juridiskais eh, pamats. Varbūt, ka tāpēc principa nevar iebilst ir Eiropas uh, saglabāšanas uh, rīkojums, uh, uz to gan attiecas manas iepriekš teiksās bažas. Bet nākamais posms ir problemātisks un šķiet, ka uh, Eh, pierādījumu sniegšanas rīkojumu mēs varam padarīt tādu proporcionālāku. Un lai tiktu labāk respektēta subsidiaritāte un uh, nacionālā tiesiskā sistēma. Un uh, man šķiet, ka uh, CCBE vajadzētu virzīties uz priekšu, varbūt ar Remlata palīdzību. Es dzirdēju iepriekš teikto. Uh, Es jau dzirdēju, kas tika teikts par sadarbību ar ASV, un ir veidi, kā M-latu darbību varētu uzlabot, izmantot elektroniku un ātrāk veicinot procedūras, bet jebkurā gadījumā tā tad jau pastāv Eiropas izmeklēšanas rīkojums, un, nu, pilnīgi noteikti liekas iespējams, skatoties uz šo izmeklēšanas orderi, kā tā procedūras varētu izmantot kā tādu templētu un bāzi, lai pārskatā varētu ņemt vērā to, kas attiec uz e-pierādījumiem. Un jāsaka, ka Eiropas izmeklēšanas uh, orderis uh, tik ļoti uh, neatšķiras no šī konkrētā instrumenta. Tā tad noslēdzu ar apgalvojumu, ka izņēmuma laikos ir nepieciešami, nav nepieciešami tādi ārkārtas risinājumi tā galīgi nav. Ārkārtējos laikos ir nepieciešami proporcionāli sakārtot risinājumi, kas respektē pamatiesības un tiesiskumi un Eiropas tiesisko kārtību. Un eh, šķiet mm, CCBE kontekstā, ka visus šos mērķus var izpildīt bez šī konkrētā instrumenta izmantošanas. Paldies! Thank you very much and as already. Liels paldies! Un kā jau es norādīju, arī man ir ļoti daudz jautājumu. Nu, parasti ir tā, ka priekšādātājs vispirms dotu vārdu referentam, un referents šobrīd ir priekšādātājs pats. Un tāpēc pirmām kārtām došu vārdu tomēr kolēģiem. Un vispirmām kārtām Intveldes kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji, pirms es nonāku pie jautājumiem, pirmām kārtām gribu reaģēt uz prezentāciju, ko izteica Kirkopfa kungs. Jūs, eh, godātājs, sniedzāt mums visus tos argumentus, kas ir vajadzīgi, lai mēs nobalsot pret šo priekšlikumu. Jūs taču zinat visas šīs Dirty Harry filmiņas, ne? Uh, Jūs mazliet esat kā šis, filmu, kā šis filmu varonis. Šie pierādījumi jūsu rokās būtu kā, nu, visi šie ieroči Harī rokās. Jums šķiet vispār ir vienalga, kas ir tiesiskums, kas ir pamatiesības, un jūs esat faktiski draudz tiesiskumam pašam. Jūs izklausties pēc kaut kāda tāda mm, kauboja bez maz. Nu, man tas ir šķiet visai šokējoši nu, mazāk šokējoši, bet tāpat laikā vienalga nedaudz šokēja mani arī izteikumi no Hartmana kunga. Nē, es atvainojos. Vispirms atgriezīšos pie jūsu piezīmēm. Jūs teicāt, iedzīvotājiem, iedzīvotāji nav jāaizsargā no tādiem kā man, kā es. Nocīm redzot, tā nav taisnība. Jo nedomāju, ka to problēmu, ko jūs pamatot aprakstījāt, ir izcinājums, un visi tās pamatot aprakstīja, nedomāju, ka risinājums tam ir vienkārši cilvēku tiesību izpārdošana, pilsoņu tiesību izpārdošana. Mēs runājam te par tiesībām, ko pilsoņi ieguvuši, un acīm redzot, jums tas īpaši svarīgi neliekas. Jūs, piemēram, teicāt, un nudien. Nu, Tas tieši tā kā Mičels kungs pareiz norādījāt, jūs teicāt, lūk, ka emlets ir pārāk eh, lēns instruments, jūs devāt piera, pie šo piemēru par 12 mēnešiem 26 dienām, kas jums bija jāgaida, nu varbūt tas tāds ekstrēms variants vai vidējais variants, nezinu, tas man vienalga, bet vai jums nešķiet, ka divas bagātas, labi attīstītas demokrātiskas valsts pasaulē nevarētu nonākt pie kaut kādiem īsākiem birokrātiskiem termiņiem vienā brīdī, vai tad tam nevajadzētu būt tam pirmajam solim? Otram kārtām mēs nemaz nezirdējām par to, kā tas notiek, piemēram, Eiropas Savienības ietvaros. Nu, var jau būt, ka ir nepieciešams, es neesmu kategoriski pret, kā jau teicu, pret šo principu kā tādu, ka būtu tieši piekļuva Eiropas Savienībā šādiem datiem, bet Redzu, ka jūs arī fascinē manas teiktais, bet tad tādā gadījumā tam proporcionāli būtu līdzi jānāk adekvātam juridiskās aizsardzības līmenim Eiropas, pils, Eiropas Savienības pilsoņiem, un šajā gadījumā tā nav. Kā vienmēr Eiropas komisija pirmām kārtām ir likus priekšā izve, izve, iz, radīt papildus pilnvars tādiem kā jums, un tikai pēc tam mums jāsāk runāt par juridisko aizsardzību pilsoņiem. Uh, tad, kad šie, šis pilnvars jau tiks īstenos. Es domāju, ka pirmais solis, kas būtu jāspēr, būtu jādomā par to, kā uzlabot pašreizējos instrumentus, un tad, ja mums ir jārada akurāt jauns instruments, tad tādā gadījumā tam līdz jānāk atbilstīgam juridiskās aizsardzības līmenim pilsoņiem. Ja jūs sakāt, ka tas viss ir par lēnu, mums ir jārīkojas ātrāk un tūlīt pat jāpievērš kibernoziedzībai, Hardman kungs vispār runāja tikai par kibernoziedzību, bet ja mēs lasām priekšlikumu, tad nav runa tikai par kibernoziedzību, bet par visādiem noziegumiem. Tad, tad tas arguments, ka visi pierādījumi, kas tiek šādā veidā skārti, nu, nav atbilstīgs. Mums, jā, protams, ir jāmeklē risinājums, bet ne visos gadījumos tas ir tā. Te, piemēram, domāju par dalību valstu valdībām kas, piemēram, vēršas pret NVO, kas kritizē šo valdību, vai, piemēram, dalībvalstis, kas, piemēram, nu, kurās, piemēram, aborts ir noziegums. Nu, tad tās var izmantot šo instrumentu, lai vērstos pret sievietēm, Mm, vai pret, pret NVU, un es nedzirdu no jums nekādas citus argumentus. Kirkopkungs, jūs sakāt, un es citēju jūs, internets ir viens milzīgi, viena milzīga noziedzības aina, nu, nu, klausieties. Un te jau visa pasaule ir viena vienīga noziegumu bedra. Vēl pirms interneta, ticiet man, pastāvēja noziedzība. Nu, jāsaka, man daudz vairāk patika. Ka prezentācija, ko lika priekšā Šnaiderhāna kungs. Tā bija krietni niansētāka. Un es domāju, ja Vācijas tiesnešu prie, um, asociācija kritiski izskatā, izsakās pret šo, par šo priekšlikumu, tad varbūt komisijai vajadzētu sākt pievērst tam uzmanību, jo tiešām te pilnīgi leģitīmas bažas tika paustas, un es atzinīgi vērtēju šeit arī Mičelkungu teikto. Nē, nu ir pilnīgi skaidrs, ka Jūs šo priekšlikumu, protams, neizstrādājat, bet tieši tādi kā jūs būs tie, kas to izmantos ļaunprātīgi. Es un kamēr vien es nebūšu pārliecināta, ka tas nevar tikt izmantots ļaunprātīgi, es par šo priekšlikumu nebalsošu. Uh, Paldies, šķiet, jā, mums ir tādi ļoti kaismīgi runātāji, kas pārstāv dažādus eh, viedokļus un tā tālāk. Lūdzu, paturiet prātā, ka šī ir uzklausīšana un mēs esam uzaicinājuši dažādus viet runātājs tieši tāpēc, lai viņi pārstāvētu dažādus viedokļus un mums jāpievērš pamat jautājumiem. Tie arī tika prezentēti, bet šķiet mums pamazām arī sāk trūkt laika un tāpēc E, nu, atgādināšu, ka mums vēl ir trīs papildu runātāji, tā ir Ernstas kundze, Melo kungs un referente. Kornelija Ernsta, jums vārds. Jā, esmu jau visai satraukusies. Dzirdējām daudz visādas smukas bildītas, ir jau ļoti jauki skatīties tādas ilustrācijas, varbūt ir arī gan tāpat laikā šādi jautājumi. Pirmais. Šaidarhāna kungs to arī skaidri pateica, pastāv taču dažādas tiesību sistēmas. Respektīvi, tipisks piemērs bija Lūk Puģdemons, e, austrieši teica nē, mēs viņus no dat datus e, neiz, neizdosim, tāpēc, ka pie mums tas nav noziegums. Citā valstī tas savukārt tā ir, un viņi visu šos datus grib iegūt. Tāpat arī ir dažādi šie tiesiskie ietvari, un kā šādā gadījumā e, to visu salāgot. Nu, piemēram, tajā gadījumā, kad tas iet pāri robežām. Tālāk Hartman kungam un Kirkap kungam vēlos vaicāt, cik daudz tādu gadījumu, ko jūs te tagad likāt priekšā, jūs savā dzīvē esat piedzīvojuši? Bet ir vienīgie tādi gadījumi, jeb tas tiešām ir tāds pārst, nu, tāds, nu, tāds reprezentatīvs piemērs. Trešais jautājums, kas attiec uz Šneiderhānu kunga teikto par šo brīvprātību. Brīvprātības princips šeit ne, ne, nesot paredzēts. Un kas tad notiek, ja providers saka nē? Mm, tad tiek teikts, ka lēk, tas nav iespējams pēc tam, ka tiek pārbaudīta prasības legalitāte. Nu, varbūt jūs varat mums paskaidrot, ko tas tad nozīmētu kā tas tādā gadījumā notiktu, kas notiktu tajā gadījumā. Un visbeidzot arī Šneiderkāna kungam jautājums un arī Mičela kungam jautājums. Eiropas izmeklēšanas rīkojums tika minēts, bet ko jūs darīt šajā gadījumā citādāk? Tātad ne attiecībā uz šo konkrēto rīkojumu, bet varbūt kaut kā citādāk eh, varētu to risināt. Kur jūs redzētu šeit, teiksim, nu, iespējams izmaiņas iespējas, grozījuma iespējas? Kas jūsuprāt būtu tur jāmaina, piemēram, lai uzlabotu ātrumu un tam līdzīgi? Lielas paldies, Kornelija Ernste, nākamais runātājs Melokungs. Paldies, es runāšu portugāļu valodā. Nu, uzlieciet lūdzu austiņas gan. Acredito que o primeiro do direito dos cidadãos é o direito a viverem em segurança. O segundo direito é o de saber que. Pirmās tiesības eh, pilsoņiem ir dzīvot drošībā, un otra lieta ir zināt, kā noziedzniekus var eh, notvert, eh, sodīt, aizturēt, un trešā pilsoņa tiesība Eh, ir zināt, kā politiķi un deputāti Eh, ka arī eh, viņiem ir eh, jābūt atbildīgiem tiesību sistēmas priekšā un ir tiesību sistēmai jāatbalsta upurs. Un pret noziedzību nevar cīnīties ar politisko retoriku. Mums pirmkārtām jānodrošina, lai tiktu ievērotas tiesības, pils, pilsoņu brīvības un tā tālāk, bet ir jāgarantē, lai būtu efektīvas sistēmas. Uh, un lai noziedznieki tiešām tiktu sodīti. Un eh, tas, eh, kurš eh, veic izmeklēšanu, tā tad ir jāsaprot, ka varētu būt vēl smagāk nodarījumi tur bijuši, kas skar sabiedrības intereses un parlamenta retorika tāpat laikā vairāk ir vērsta tieši uz eh, dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, eh, no kuriem varētu varbūt izvairīties zināmos apstākļos. Es uzklausīju, esmu sadarījies tik daudz retorikas, eh, piemēram, par datu aizsardzības regulu, par pasažieru reģistriem, par vārdiem, un gribu atgādināt, ka bija izmeklēšanas prasītas uh, jau iepriekšējā sasaukuma laikā attiecībā uz to, un Eiropas parlamentam bija sava, uh, sava pierādījuma, viņi centās bloķēt šo procesu, un uh, sociālisti gribēja saglābt šo PNR pēc atentātiem eh, Parīzē, tur Hol um, arī otrā cīņa pēc tam notika tad Eiropas parlamentā šajā virzienā. Uh, Un uh, varbūt, ka jā, nu ne, nav tas īstais salīdzinājums ar Dētiju Hariju, lai cīnītos pret uh, uh, noziedzību, bet es vienmēr esmu bijis pār PNR uh, pēdējais likuma devējs, un arī šajā sasaukumā mēs esam balsojuši pār šo dosie, bet uh, citi atkal tikai atsaucas uz šo pašu retoriku, un ir tik daudz runas par uh, personu tiesībām, un tie tāpat laikā nobalsoja pret. Uh, citas starpā. Uh, Eh, šajā dosjē ir runa tikai par eh, ceļotā datiem. Tālāk runājot par pierādījumiem, jā. Es eh, gribēju, nu, ieskicēt šo jautājumu. Es nezinu, vai priekšsādātāji labi atceras PNR jautājumu, bet priekš manis, nu, tas bija tāds kolosāls piemērs arī saistībā ar e, pierādījumiem. Tā, tad runājot par pierādījumiem, gribētu teikt, ka par e-pierādījumiem būtu labi, ja mums būtu šāds uh, instruments, un tas noteikti mums varētu daudz palīdzēt, varētu nodrošināt uh, izmeklēšanu efektivitāti. Tā tad uh, mani jautājumi. Manuprāt, būtu daudz efektīvāk. Varbūt tā uh, instrumenta vietā, par ko mēs runājam šobrīd, tātad par šo e-pierādījumu rīkojumu. Varbūt vajadzētu rīkoties Eiropas izmeklēšanas uh, orderi ietvaros varbūt, eh, eh, nu, nosakot eh, kaut kādus skaidrākus motīvus. Tāpat arī runāt par konkrētiem pierādījumiem, arī elektroniskie pierādījumi, tos, protams, ir grūtāk saglabāt. Uh, Un tāpēc ir domāts par, jauniem, par jaunu instrumentu, bet ņemot vērā, ka mums jau ir šis uh, izmeklēšanas uh, rīkojums, un, protams, te ir jāņem vērā uh, šīs specifiskās iezīmes e pierādījumiem, bet, protams, jārodas vesela kaudze uh, šķēršļi. Nu, mēs nevaram vienkārši tā mainīt uh, uh, šo izmeklēšanas orderu, lai iekļautu arī elektronas pierādījumu sniegšanas rīkojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es ceru, ka jums bija skaidrs, kāpēc es gribēju ieskicēt šo jautājumu, minot arī PNR, vienkārši lai atgādītu, ka uh, nevar politiku veikt dažādos uh, departamentos, un mums ir nepieciešama skaidrība un saprast situāciju, tāpēc, ka tas saistās arī ar citiem dosijiem. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, Mēlo kungs. Nu, un, protams, protams, labi atceros visus šos PDR, ja pasažieru datu reģistru diskusijas. Uh, Es balsoju pret šo tiesību aktu, es joprojām uzskatu, ka tas, kā mēs to darījām, bija pareizi, pieturos pie sava lēmuma, bet, protams, ka vienmēr ir jādomā par to, vai ir vajadzīgi jauni instrumentu mēri, jāspēcina pašreizējie mēri. Tas vienmēr ir grūts uzdevums. Nu un tā. Tagad vēl viens papildu runātājs, un tas ir Franca kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Vedzēja Hartman kungam uzdot jautājumu. Jūs runājāt, ka jābūt div, pilnas dienakts gatavībai attiecībā uz citām dalību valstīm, un tad tādas, spo, nu, tādas paralēlas, paralēli procesi jāizno šais dalību valstīs. Un šai konkrētajā gadījumā eh, par šo sadarbību runājot, gribētu dzirdēt, ko par to visu vēl mazliet vairāk. Liels paldies! Referentai arī gribētos uzdot divus, trīs jautājumus. Pirmā kārtām Kirkopa kungam esmu pateicīgi no sirds par to, ka viņš runāja par to, ka mēs uzskatām, ka, ka šie visi pakalpojumi nāk par velti. Nu, iespējams, ka mums būtu vajadzīgs, eh, būtu vajadzīgs bijis šos pakalpojumus, nu, tiešām piešķirt pa nakti. Varbūt tad mēs nepārdotu šos savus brīvos datus līdzīgi, kā tas, piemēram, Facebook gadījumā. Jautājums Hartmārkungam, viņš runāja par to, ka šī brīvprātība varētu būt kaitīga, jo brīvprātība pakalpo, no pakalpojumu sniedzēja puses varētu novest pie tā, ka attiecīgie darbinieki nav pieejami, lai sniegtu strauju atbildi. Un tad jautājums ir šāds. Uh, kā tad eh, šos vēlēšos pierādījumus sniegt, cik tad papildus darba ņēmēji viņiem jāpieņem darbā un kas par to maksās, vai tas vai to maksās pakalpojums sniedzējs, eh, klienti, valsts, no kurienes tad nāk šāda veida papildus finansējums šādiem drošības pasākumiem. Šnaider, Šnaiderhāna kungam savukārt gribu vaicāt, lūk par ko. Viņš runāja par pašreizējo mm, instrumentu uzlabošanu. Viņš teica, ka varētu, piemēram, nodrošināt tādu gatavības dienestu uh, līdzīgi kā Hartman kungs teica, varētu tādu nodrošināt arī tiesnešiem, nu tādā ziņā, ka, nu, būtu tikai, tā, nu, ne tikai tāds paziņojums, bet bija, faktiski būtu jau gatavs viens tiesnesis, pieejams viens tiesnesis, kas var to izskatīt šo, šo rīkojumu, un tad pēdējiem runātājiem Mičel kungam gribu lūgt izvērsties attiecībos diviem, trim aspektiem, ko pieminēja arī Melo kungs, respektīvi, vai tiešām ir tik pilnīgi neiespējami Eiropas uh, izmeklēšanas rīkojumu padarīt tādu spēcīgāku un varbūt padarīt to tādu īpašu instrumentālu arī tādos gadījumos kā kibernoziedzība, kad vajadzīga tāda īpaša rīcība, kā piemēram, ja runājam par, jo šajā gadījumā runājam par pierādījumiem pilnīgi visu noziegumu gadījumos. Nu, tad tagad varbūt došu jums vārdu tādā secībā, kā jūs te sēžat, varbūt otrādi nekā sākotnēji, un tad līdz ar to pirmais varētu runāt Mičelkungs. Yes, the reason why I mentioned the European iemesls, kāpēc piemē, pieminēja izmeklēšanas rīkojumu, un to, to jau runājam CCBE dokumentā, bet interesanti, ka pārējie runātāji arī uz to atsaucās. Tāpēc, ka Šis izmeklēšanas orders jau ir izmēģināts, tas ir testēts, tam ir zināmas struktūrāls grūtības, uh, līdzīgi kā jaunā priekšlikumā, un tāpēc tas piedāvā tāpat laikā labu pamatu tālākam darbam. Es negribētu tagad uh, uh, nu, stāstīt par to, kas tieši specifiski būtu tajā jāmaina, bet te gribu nu, atsaukties uz to, ko mēs vispār saprotam ar elektroniskiem pierādījumiem. Mēs lietojam šādus vārdus, bet vienlaikus īsti nesaprotam, ko tas īsti nozīmē. Es devu savu ieguldījumu Buttervors publicētā grāmatā, kas ir, nu, lūk, tik ārkārtīgi bieza, um, ka es domāju, mums vajadzētu mazliet nopietnāk padomāt par tiem konkrētajiem noziegumiem, ko tad mēs cenšamies šādā veidā izmeklēt. Ne visi no tiem ir kibernoziegumi. Un, nu, dien, Un prezidija saraksts, eh, ko es, protams, vērtēju ļoti atzinīgi, ietver tādus noziegumus, no kuriem daudzi nebūtu nav kibernoziegumi, bet kas tāpat laikā ir ļoti nopietni. Es domāju, ka faktiski kādam vajadzētu piesaisties un pārskatīt šī izmeklēšanas rīkojuma darbību, pasīt uz šo tekstu un padomāt par to, kādu veidu noziegumus mēs ar to izmeklējam un kuros tipos, kuro noziegumu tipos būs aktuāli elektron, elektrisk, elektroniskie pierādījumi. Un tad varbūt eh, pašreizējā te jāskatās arī par to, jā, uz to, vai izmeklēšanas ordera eh, pašreiz regulējuša teiks var tikt galā, piemēram, ar ārkārtas situācijām. Un, ja jā, tad tādā gadījumā faktiski problēmas vairs nav. Mums jau šis izmeklēšanas orders pastāv. Ja pastāv tāda, nu, pietiekami eh, niansēta pārskatīšana attiecībā uz jau esošo instrumentu, es domāju, ka tas proporcionāli tas būtu krietni labāk. Es gan nevaru pateikt tieši, kas tas konkrēti ir. Es domāju, tas ir darbs, pie kā jāstrādā jums kā šai komitejai iespēja, un e, nu, to var darīt arī citas iesaistītās puses un institūti. Viņi būtu, es domāju, to gatavi darīt. Nu, varbūt tāds pēdējais noslēdzošais punkts no manas puses, jā. E, es, protams, nedaudz aizrāvos runājot par Romas tirāniem un diktatoriem, bet tā viņš šķiet, ka sabiedrībā, kas balstās uz tiesiskumu, uh, Mums vienmēr vajadzētu raudzīties uz to, lai visi risinājumi būtu samērīgi, lai šīs intervences būtu proporcionāls un uh, tiktu izmantots jau esošās sistēmas. Tieši tāpēc CCBE, lai arī tā provizoriski, bet tomēr saka, ka varbūt šeit būtu vieta, eh, piemēram, elektronisko pierādījumu uzglabāšanas rīkojumam, jo tas gan ir aktuāli, ka, piemēram, šie pierādījumi šādi mēdz pazust, pirms vēl, piemēram, eh, nu, var nonākt pat pie diezgan straujas procedūras ietvaros pie kaut kāda rezultātu un to šo pējādījumu atgošanas. Un tāpēc nevienam nenāk par skādi, ja šāda veida materiāls tiktu ilgāk saglabāts, tā lai kaut kādā vēlākā laika posmā to varētu atbilstīgi iz, izpētīt. Nu, vienalga vai ar kaut kādu jaunu rīkojumu, kas mums gan īsti nepatiktu, vai arī ar šo pašu izmeklēšanas rīkojumu. Uh, Nu, varbūt, ka tas ir tāds papildus loks, kur varētu piestrādāt tātad pie uzglabāšanas, bet es domāju, ka izmeklēšanas rīkojumu gan vajadzētu sīkāk papētīt, varbūt ar to ir iespējams panākt rezultātu, un es domāju, ka rezultāti, un domāju, tam piekritīs visi ir vajadzīgi. Paldies, nu un tad tālāk eh, gribētu lūgt runātājs izteikties īsāk, jo mēs esam par pusstundu jau aizkavējušies. Lūkšu jums pievērsties tiem jautājumiem, kas jums tiešā veidā tika arī uzdot. Nu, tad nākamais runātājs Kīrkopa kungs, lūdzu. Ah, paldies. Tika uzdots eh, jautājums, vai šie minētie piemēri patiešām labi attaino no pašreizēju situāciju. Un es varu vienkārši atkārtot savu uzaicinājumu atbraukt un apskatīties. Tas ir pavisam nopietni. Un uh, vēlos norādīt, ka patiešām tas ir labs atainojums pašreizējai situācijai. Jā, man ir jāsniedz kopsavilkums par to, kā darbojas savstarpējās palīdzības lūkumi ar ASV, un šeit ņemu vērā arī Mičela teikto, Šeit nav runa par savstarpēju palīdzību, te ir runa vienkārši par priekšlikumu, par tiesisku pārstāvu Eiropas Savienībā, kas varētu nodrošināt šos datus no ārvalstu uzņēmumiem. Nu, tas ir tikai viens no tā, tiem punktiem, ko es gribēju šeit uzsvērt. Šeit tātad ir runa par visiem noziegumiem, ne tikai par kibernoziegumiem, arī attiecībā uz cita veida noziegumiem tas notiek. Internets ir vieta, kur izmeklēšana veikt ir ļoti grūti. Interneta atklātā daļa ir viegli izmantojama, bet pastāv arī tumšais tīkls Darknet, ko pazīst tikai neliela daļiņa cilvēku. Nu, kāds teica, ka varbūt šie piemēri ir pārspīlējums. Varu tikai atkārtot. Lūdzu, atbrauciet un apskatieties. Ja mēs sākam no pieņēmuma, ka modernas un bagātas valstis varēs atrast veidu, kā paīsināt šo savstarpēju palīdzību, tad uh, var jums norādīt, ka mēs to noteikti darām. Bet, ja mēs eh, vienkārši visu atstājam novārtā, nu, tad tas nozīmē, ka mēs vienkārši nesaprotam, par ko mēs runājam. Atbrauciet, un es jums parādīšu. Katrā lietā ir vajadzīgi īpaši pasākumi. Vai mums tikko teica, ka deputāte nezina, par ko viņa runā? Es zinu, ka visi šajā telpā zina, par ko mēs runājam, bet visi varbūt arī liek uzsveru uz citām lietām, un tāpēc mums vajadzētu pārbaudīt pilnīgi visu, kas ir iespējams, lai mēs iegūtu visu informāciju tā vietā, lai koncentrētos tikai uz kādu daļu no informācijas. Un deputātiem ir jāapkopo visi viedokļi un pēc tam jāizlēm, kas praktiskā un politiskā ziņā būtu vispareizākais. Es domāju, ka mēs visi zinām, ko mēs domājam un par ko mēs runājam, bet iespējams, ka mums kaut kas paskrien garām. Nākamais runātājs Šneiderhankungs. Es atbildēšu īsi vācu valodā. Tātad eh, šeit ir runa par iespēju izmantot Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Un eh, šeit pastāv šādas eh, pātrināšanas iespējas. Mēs eh, redzam, ka te ir runa par īpašiem specializētiem tiesnešiem, kas eh, spēj pieņemt lēmumus ātri. Nu, es noteikti sadusmošu visus mājās, ja es viņiem teikšu, kā Eiropai vajadzētu kaut ko tādu ieviest Vācijā. Bet, nu, tad tas būtu izdarāms. Mums noteikti no priekšlikuma vajadzētu paņemt šo pienākumu trešo valstu uzņēmumiem izveidot pārstāvjus, kas ļautu nodrošināt datu sniegšanu, neskatoties uz to, kurā pasaules daļā tie atrodas. Uzskatu, ka to varētu regulēt ar īpašu direktīvu. Bet Eiropas izmeklēšanas rīkojumā savukārt varētu paredzēt šādu pātrinātas darbības iespējamību, kur datus, teiksim, varētu iesaldēt un pēc tam viegli arī ar tiem rīkoties. Gribētu šeit atsaukties uz komisijas dokumentu 9.5. punkts, kur ir runa par to, ja pakalpojums sniedzējiem šķiet, ka uh, pastāv um, noziedzīgs nodarījums, tad uh, viņam, protams, ir pienākums ziņot, bet bieži vien tas noved pie tā, ka nekādi dati izmeklēšanas iestādēm netiek sniegti. Un tagad gandrīz pēdējais runātājs Hartmana kungs. Paldies, priekšādātāji! Es atvainojos, ka galvenokārt runāju par kibernoziedzības gadījumiem. Jūs mani uz, uzaicinājāt kā speciālistu, un es, protams, koncentrējos uz to, kur es strādāju. 12 gadus strādāju kibernoziedzības jomā. Nesmu eksperts nevienā citā jomā, bet, nu, mums pastāv šīs karstās telefona līnijas, un šīs līnijas tiek izmantotas ne tikai lai sniegtu informāciju par kādiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet lai konsultētu citus kolēģus, kas eh, nedarbojas kibernoziedzības jomā, bet kuriem tāpat ir vajadzīga informācija par e-pierādījumu apkopošanu. Es eh, domāju, ka tieši tāpēc eh, kibernoziedzības speciālisti var būt ļoti noderīgi. Runājot par šo karsto telefonu līniju, uh, Mēs esam sapratuši, ka ļoti daudzās jomās ir vajadzīga specializācija. Tas attiecas gan uz prokuratūru, gan policiju, gan arī uz tiesnešiem. Īsā laikā ir jāatrod risinājums ļoti komplicētām lietām, un tieši tāpēc mums ir jāsaglabā arī līdzsvars ar visām pamatiesībām. Praksē tas nozīmē, ka mums policijas metodas ir kaut kādā veidā jālīdzsvaro ar pastāvošo tiesisko ietveru. Un šeit, protams, parādās dažādas tehniskas grūtības. Tieši tāpēc mums ir šis uh, dienests, kas darbojas 24 stundas diennaktī, un, protams, mums ir arī vajadzīgi kvalificēti prokurori, kas ļautu mums iesaistīt darbā arī privāto sektoru. Esam arī konstatējuši, ka šī specializācija turpinās tiesu ties, ties sistēmā. Uh, Un, piemēram, ķēlnē pilsētas tiesā ir izveidota īpaša krimināla tiesība nodaļa, kas specializējas tieši kibernoziedzībā. Un tas nozīmē, ka tiesneši var arī ātri un veikli pieņemt spriedumus šādās lietās. Spoguļu procedūra kā tā darbojas, tā pilda divas funkcijas. No vienas puses te ir runa par kibernoziedzības fenomeniem, kas bieži vien mm, ir ierobežoti tikai attiecībā uz vienu valsti. Piemēram, ja man ir vajadzīgs, vajadzīga tiesiskā palīdzība no citas valsts, tad mm, tā man dod iespēju paskatīties, vai uh, šeit nav cietuši arī kādu Vācijas pilsoņi. Tas ļauj man viegli un ātri sazināties ar saviem kolēģiem un iespējams uh, es varu pat uzsākt lietu pirms cietušais ir vērsies pēc palīdzības. Tātad tas ir ļoti noderīgs informācijas instruments. Un no otras puses, tas ir arī instruments, kas ļauj mums pātrināt procedūru arī attiecībā uz iekšējām lietām, tātad, kur ir runa par Vācijā veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šeit mēs varam veikt izmeklēšanas darbības, uh, mm, nevēršoties pēc tiesiskās palīdzības pie citām valstīm. Kādā veidā tiek risinātas šīs izmeklēšanas procedūras? Es domāju, ka Beļģijas kolēģa mm, piemēri bija ļoti labi. Jā, šie piemēri patiešām ļoti labi attaino manu darbības jomu, tātad kibernoziedzību. Uh, Šeit ir runa par dažādām tehniskām ekspertīzēm, kritiskās infrastruktūras mm, kaitējumiem. Tātad patiešām tie ir ļoti labi piemēri, kas atspoguļo situāciju. Runājot par prokuroriem un par tiesnešiem, kas nedarbojas ar kibernoziedzības lietām, tad, ja runa par datu ieguvi gan Eiropā, gan arī pasaulē, šī datu ieguve ir ļoti vajadzīga arī citu noziegumu izmeklēšanā. Es atvainojos, tik uzdots patiešām daudz jautājumu. Pēdējais teikums par brīvprātību. Protams, uzņēmumiem ir savas profesionālas intereses, es jau nevēlos tajos iejaukties, bet uzņēmums saskaras ar izmaksu faktoru. Uh, Ja šis pienākums tiktu ierakstīts likumā, mums agrāk bija e, šis piemērs, kur Vācijā interneta mm, uzņēmumiem vajadzēja risināt naidīgu komentāru problēmas. Un, protams, ka šeit ir jāinvestē vairāk. Kādā veidā šīs e, izmaksas varētu e, finansēt, nu, te man komentāru nav. Tas uh, neatbilst manai kompetencei. Paldies! Paldies, kolēģi! Es zinu, ka Mičela kungs vēlas mums sniegt papildu informāciju. Esam arī ļoti daudz uh, dzirdējuši šajā panelī par to, ka varētu būt iespēja, ko mums vajadzētu izskatīt, stiprināt vai mainīt pašreizējos modeļus, piemēram, Eiropas izmeklēšanas rīkojums, vienlaicīgi mainot arī e-pierādījumus, lai mēs varētu koncentrēties uz vairākiem punktiem. Tātad mums ir jādiskutē par daudziem jautājumiem. Diemžēl nevaru dot vārdu nevienam runātājam, tāpēc, ka esam iekavējuši jau par 45 minūtēm. Tāpēc vajadzētu mm, sākt nākamo paneli bet jebkurā gadījumā liels paldies par jūsu pausto viedokli. Šarānkungs, ja jums eh, radīsies problēmas Vācijā, tāpēc, ka jūs pieprasāt vairāk tiesnešu, es uzskatu, ka tieslietu jomā ikvienā valstī vajadzētu uh, tērēt vairāk, tāpēc es jūs noteikti atbalstīšu. Paldies, ka ieradāties! Thanks for everybody here on the Paldies visiem šeit ehm, priekšā esošiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Atvainojos, ka nevaru personīgi atvadīties no katra. Un tad tieši pārējām uzreiz pie nākošā paneļa diskusijas. Runāsim atkal par pierādījumiem un esošiem instrumentiem, un īpaši runāsim par pamattiesībām un uh, runāsim par um, nepieciešamību un proporcionalitātu un datu aizsardzības jautājumiem. Mums uh, atkal būs jauna runātāja, aicinām viņus šeit ieņemt vietu uh, prezidijā. Mums būs profesors Marko Božņakungs no uh, tiesas, un mēs uzklausīsim viņu videokonferences veidā. Un atvainojos, ka esam tik daudz jau iekavējuši savu darbu. Kā vienmēr, teorētiski mums ir desmit minūtes katram runātājam, ja vien ir iespējams jums samazināt šo laiku, varbūt nedaudz, nu, tad mēs to ļoti novērtētu. Un eh, bez jebkādas tālākas kavēšanās, zinot, ka viņš jau ilgu laiku gaida šo uzstāšanos, ne šajā tik jaukajā telpā Strasbūrā. Došu vārdu tagad uh, Božņaka kungam no Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas, un viņš mums pastāstīs par uh, savas domas par pierādījumiem. Ceru, ka viņš var sekot mūsu debatēm, ceru, ka viņš klausās mūsos. Ja tā ir, tad Božņaka kungs, jūs varat sākt savu prezentāciju. Paldies eh, priekšsādātāju, un es ceru, ka jūs mani šeit Briselē, eh, tur Briselē varat dzirdēt. Ja tā, tad es turpināšu un sniegšu savu prezentāciju mani lūdza sniegt uh, pārskatu par uh, Eiropas cilvēku tiesu judikatūru jautājumos saistībā ar ierosināto Eiropas um, e-pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumu e-pierādījumiem. Esmu Eiropas cilvēku tiesību tiesas tiesnesis, uh, tomēr runāšu šeit nu, privātā personīgā kapacitātē. Kaut gan no otras puses, protams, iespējami nolēmumi vai kaut kāda lēmuma, protams, atspoguļo Eiropas cilvēktiesības eh, tiesas eh, darbu. Ja mēs laugamies uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju, tad eh, redzam, ka ir vairākas normas, kuras pilnīgi noteikti ir attiecināmas uz ierosināto instrumentu, uz ierosināto regulu, 8. pants, 13. un 6. pants. Es savā prezentācijā likšu uzsvaru uz uh, astotā eh, konvencijas panta normām, kas aizsargā četras ļoti skaidras intereses, un tas ir eh, privātā dzīve, ģimenes dzīve, mājas un saziņa. No šīm četrām interešu grupām uzskatu, ka A, tātad privātā dzīve, un tāpat arī pēdējais saziņa sarakste tie ir eh, jautājumi, kurus pirmām kārtām skartu šie ierosinātie instrumenti. Katra iejaukšanās konvencijas tiesībās nebūtu nenozīmē, ka ir šīs tiesības tikušas pārkāptas. 8. panta konvencijas eh, ietvaros šī iejaukšanās ir iespējama atbilstoši konvencijai, ja tā notiek atbilstoši likumiem, ja eh, tam ir leģitīms mērķis un trešām kārtām, ja tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Es eh, nešķiedīšu daudz laika ar eh, kritēriju, ar otro kritēriju leģitīmu mērķi. Mm, ir pilnīgi skaidrs, ka eh, šis kritērijs jau ir ievērots ar šo ierosināto instrumentu. Tā tad ir jau saraksts ar šādiem mērķiem. Konvencijas 8. pānta 2. punktā tur tad ir rakstīts, ka jānovērš noziedzība, jānodrošina nacionālā drosība, drošība un jānodrošina citu tiesības un brīvības. Tālāk, pirmais un trešais kritērijs šķiet tādi pretrunīgāki, ņemot vērā ierosinātos pasākums. Pirmkārtām sākšu ar šo tiesiskuma prasību lai šo priekšnosacījumu izpildītu attiecīgajam likumam ir jābūt pieejamam, eh, paredzamam un jānodrošina aizsardzība pret kādām nosacītām, pēc kāda nosacīta iejaukšanos. Eh, tam ir jābūt eh, pas, pasākumu kontekstā un jābūt skaidriem ierobežojumam attiecībā uz pasākuma mēķi, raksturu, ilgumu, tāpat arī uh, kāds ir pamats, teiksim, rīkojumam, tālāk iestādes, kuras ir kompetentas atļaut, veikt un uzraudzīt pasākumus, un visbeidzām kārtām jādefinē arī, nu, piekļuve tiesām, kā to paredz nacionālā, nacionālai likumdošana. Runāt par šo tiesiskumu prasību. Uh, tad, protams, var eh, rasties jautājums atbilstoši kādai likumdošanai tad ir jāatbilst šiem konkrētajiem pasākumiem. No vienas puses, protams, mums ir ierosinātā regula, eh, kas ir Eiropas Savienības likumdošanas līmenī, bet Protams, ir jautājums par to, vai izdevēja valsts eh, likumi un tāpat arī īstenotāju valsts likumi būtu jāņem vērā, tad, kad novērtē šu, šīs prasības likumīgumu. Runājot par izdevēju valsts likumdošanu, tad šķiet diezgan skaidrs, ka ierošinātais akts atsaucas uz to vairākās vietās, piemēram, zinām jautājumi netiek regulēti ierosinātajā aktā, tā ka ir paredzams, ka izdevē iestāde attiecinās vietējās normas protams, var eh, ar to rasties eh, zināmas problēmas. Par, runāt par piekļuvi un eh, izdevēju valsts likumu, tā teikt, paredzamību, nu, ir paredzams, ka attiecībā uz daudziem mērķiem, nu, šis likums būs uh, uh, citā valodā, kādas ārvalsts juridiskajā sistēmā. Uh, Un eh, šī problēma joprojām padziļinās, pasliktinās tā ziņā, ka eh, nav dubultās kriminalitātes eh, prasība šajā priekšlikumā, un tāpat arī uh, netiek uzskaitīti pārkāpumi, uz ko tas attiecas, kas ir, nu, tāda liela atšķirība runājot par citiem instrumentiem, piemēram, Eiropas aresta rīkojums. Uh, un bez tam nav nekāda nosacījuma attiecībā uz tādu pašu pasākumu pastāvēšanu īstenošanas valstī. Jeb citiem vārdiem sakot, tātad pasākums var tikt eh, pieprasīts pat, ja tas nepastāv izpilda valsts eh, tiesiskajā sistēmā. Protams, eh, visiem it kā ir jāzina, kāda ir valsts pašmāju likumdošana, un arī Eiropas Savienības likumdošana, bet es nezinu, vai no visiem var prasīt, lai viņi zinātu, kāda ir katras Eiropas Savienības dalībvalsts eh, pašmāja likumdošana. Tālāk runājot par īstenošanas valsts eh, likumdošanu, nu šķiet, ka tam nav nozīme atbilstoši pašreizējiem priekšlikumam. No konvencijas viedokļa tas eh, var radīt problēmas, jo cilvēktiesību konvenciju ratificējušās puses, tā skaitā arī Eiropas Savienības 28 dalību valsts, tās viss ir atbildīgas par cilvēktiesību aizsargāšanu uh, tās, to teritorijā un jurisdikcijā, tātad tām ir jāizveido regulējušais ietvars un tāpat arī jāgarantē juridiskā un, ja ne, juridiskā aizsardzība konkrētos gadījumos. Eiropas cilvēktiesība tiesa agrāk jau ir izskatījusi gadījumus par savstarpēju atzīšanu Eiropas Savienības eh, likuma kontekstā, un tā ir pieņēmusi eh, šo aizsardzības eh, prezumciju, bet ja iestādes īstenotāji valstī saskaras ar sūdzību, ka konvencijas tiesība aizsardzība ir bijusi skaidri nepietiekama un to nevar kompensēt ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, tad ir jāizskata sūdzība attiecībā uz konkrētajiem pamatojumiem, izmantojot Eiropas Savienības tiesību aktus. Un avotiņš pret Latviju šajā lietā tāds ir bijis, un to arī apstiprināja vairāki citi gadījumi. E, priekšlikums e, tā esošajā formā jūs priekšā rāda diezgan tādu unikālu situāciju no Eiropas Savienības um, jurisdikcijas un cilvēktiesu tiesas skatījuma astotais eh, pants. Iejaukšanās šajā astotajā pantā neparedz te nekādu īstenotāju valstu iesaistību. Es nezinu, vai tas ir atbilstoši Eiropas cilvēktiesību konvencijai, jo tur varētu būt leģitīmas eh, cerības, ka eh, īstenošanas valsts likumdošana tiktu īstenota katrā konkrētā situācijā, un tas savukārt liktu izvērtēt likumību likumīgumu. Ja mēs skatāmies vienkārši uz ierosināto regulu un cenšamies eh, to izvērtēt no likumīguma prasība viedokļa kā tāda un raudzīties, vai normas paredz adekvātas un efektīvas garantijas eh, pret ļaunprātīgu izmantošanu esošās eh, cilvēktiesību judikatūras kontekstā, tad mēs varam šeit eh, novērot dažādas lietas. Pirmkārt, pirmais jautājums. Vai šī paredzētā paredzēto pasākumu saturs ir pietiekami definēts, un es personīgi nesu eksperts konkrētās eh, tehnoloģiju jomās, bet man šķiet, ka tas dažkārt ir grūti nošķirt, vai kāds konkrēts pasākums vai kāds, eh, teiksim, solis mm, prasot eh, dažādu datu sniegšanu, runāt par subscriber data vai piekļuvas datiem, piemēram, Benenika pret Sloveniju Eh, lieta, uz kuru te atsaucās viens no iepriekšējiem paneļrunātājiem, varētu būt, ka nu, tas viss nav tik viennozīmīgi skaidrs. Un bez tām nav atsauca priekšlikumā uz uh, periodu, cik ilgi būs spēkā paredzētie pasākumi. Valdācijas process nav īpaši labi aprakstīts, nav normas par uh, autorizācijas un īstenošanas procesu uzraudzību un ir ierobežotas normas pār pieejamiem tiesiskiem aizsardzības līdzekļiem, tā kā mans laiks iztek, tad pavisam īsi gribu atsaukties uz uh, šo nepieciešamības uh, kritēriju Demokrātiskā savienībā. Šī kritērija ietvaros nav nekādi mazāk uh, tādi intruzīvi pasākumi iespējami. Runājot par proporcionalitāti, kas ir svarīga šajā konkrētajā kritērijā, ja mēs skatāmies Un šo konkrēto priekšlikumu pavisam īsi gribētu apstāties pie nodarījuma smaguma jautājuma. E-pierādījums sniegšanas rīkojums nāciem nu, redzot, būtu pieejams attiecībā uz visiem krimināla noziegumiem, kas ir sodām ar vismaz trīs gadu sodu. Dažas juridiskās sistēmas, ja ne daudzas, uh, un tad, nu, aptvērtu ļoti daudz noziegumu skaitu. Bet uh, Eiropas uh, e elektronisko pierādījumu sniegšanas rīkojums ir attiecināms uz visiem nodarījuma veidiem. Tur nav nekāda mm, ierobežojuma attiecībā uz uh, šo pierādījumu nastu vai arī attiecībā uz to, cik ilgs būs šis pasākums un, un cik ilgi to var piemērot. Tātad no šī viedokļa pieņemu, ka šis konkrētais priekšmets, ir, šis ierosinātais instruments ir jāpārdomā tālāk. Katrā ziņā būšu arī mm, gatavs atbildēt uz jūsu tālākiem jautājumiem. Paldies! Much, professor Božņāk, I... Paldies, profesor Božņāk, un tuliņ došu vārdu mūsu nākamajam runātājam. Devrinkungs, programmu vadības Uh, eksperts kriminālo tiesību jomā no pamatiesību aģentūras. Paldies, priekšsādātāji! Tā kā tik daudz jau ir ticis teikts uh, no mūsu eksperta puses, negribu atkārtoties. Gribu tikai atgādināt visiem dalībniekiem, ka sākumā tas bija Bēzes kurš skaita norādīja, ka te ir divi lieli jautājumi šajā telpā, un pirmais ir suverenitāte, otrais ir um, juridiskā aizsardzība, un tas uh, kļūst arvien skaidrāk arī no Božņaka kunga teiktā tas izrien. Suverenitāte tādā izteiksmē, ka katra cilvēktiesību konvencijas parakstītāja valsts tās pienākumai nodrošināt, ka un mm, šīs valsts teritorijā cilvēku tiesības tiek nodrošinātas. Jautājums ir uh, šajā priekšlikumā par to, vai e, īstenotāja valsts var e, spēj saglabāt šādu nepieciešamu uzraudzības līmeni, un e, jautājums arī par šo tiesisko pārskatu. Ir kaut kādi iztrukstošie elementi, ko vajadzētu aizpildīt, un par tiem arī izteikšos, bet neatkārtošu visu, ko Bozes kungs, Šnaiderhāna un Mičel kungs jau minēja. Es lielā mērā piekrītu viņu teiktajam. Šādā situācijā pastāv zināmi riski, ka problēmas, ka zināmas problēmas netiek ņemtas vērā. Es te norādīšu varbūt tādiem mazāk svarīgiem jautājumiem, kas uh, skar cilvēktiesību aspektus. Un sākšu ar otro pantu. Otrais pants, 15. punkts, definē uh, tādus steidzamus uh, gadījumus, un jautājums ir tāds, ja mēs ierobežojam šo definīciju ar draudiem dzīvībai vai fiziskai integritātei, vai tas ir atbilstoši ir psiholoģiskās vārdarbības formas ar necienīgu izturēšanos, neskarot vai neietekmējot cilvēku fizisko veselību vai dzīvību un integritāti, nu vai tad tas būtu šīs situācijas un kā ir tad, ja divi indivīti plāno nolaupīt kādu cilvēku, lai izspiestu naudu. Tas arī neapdraud dzīvību vai fizisko integritāti šim ķilniekam. Uh, vai nolopītai personai vai cilvēks jāaizsargā no seksuālas uzmākšanās, piemēram, bērnu pornogrāfijas gadījumā, neatkarīgi no tā, vai pastāv draudi bērna veselībai vai fiziskai integritātei. Nu, tas varbūt ir vairāk skaidrs. Šai mm, ziņā šķiet, ka definīcija, kāds ir ārkārtas gadījums, kā to paredz otrais pants, 15. punkts, nu šīs definējums pārāk šauras aizsardzību jānodrošina pret jebkādu aktu, kas tiešā veidā pārkāp cilvēka cieņu atbilstoši hartas pirmajam pantam un kā to tālāk norāda turpmākie panti, otrais līdz septītajam pantam hartā. Pavisam īsts komentārs par piekto pantu kas eh, raksturo nodarījumus saistībā ar E pierādījumu sniegšanas rīkojumu. Konkrēts pants nosaka datus. Jāpārliecinās, ka pastāv samērīgums, proporcionalitāte maksimālajai aizgādņa, aizgādņas spriedumam. Ja tas izdevē valstī, piemēram, sodāms vismaz ar trim gadiem, šis nozgums tomēr šīs metodas, piemē, metoda ir, ap, metodas, piemēram, apstiprinums, nu, piemēram, 25 dalību valstīs, piemēram, ir uh, sodāmība par trešo valstu valstspiedarīgo eksploatāciju daudzās dalību valstīs. Šāda veida noziegumam maksimālais nosodījums ir 5 gadi cietumā. Spānijā, piemēram, 2 līdz 5 gadi ir šī sodāmība. Luksemburgā savukārt tieši par to pašu noziegumu sots ir 8 dienas līdz 1 gadam Čehijā cietumsots uz termiņu, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Līdz ar to tas, kas ir nopietnas noziegums lielākajā daļā dalību valsts, tāpat laikā ir neliels noziegums citās dalību valstīs. Tāpēc būtu vērts meklēt citas metodas, kas varētu tikt piemērotas un efektīvāk piemērotas, lai identificētu smagos noziegumus. Nu, piemēram, varētu iekļaut atsauci uz nopietniem e, noziegumu, kā tas ir Eirokor regulā un kur ir tad virkne specifiska konkrēta nozieguma, kas, kam, kas, uz ko attiec regula. Patiec papildus 5, 5. panta 4b punktam tiek minēti, kur minēti noziegumi un sekundārie tiesību instrumenti. Uh, Tiek runāts arī par informācijas sistēmu, kur, piemēram, nu, iejaukšanās e, dažāda veida tiešais maksājumos, bērnu pornogrāfija, tiešsaistē un tam līdzīgi. Manuprāt, šim sarakstam vajadzētu piekļaut arī tiešsaistes naida, uz naida kurnošas noziegums. Atcerēsimies 2008. gada tiesību aktu par vēlmu cīnīties par dažādu veidu uz naida kurnošām runām. Toreiz dalību valstīm par, pienā, par not par noziegumu tika noteikti uzlikts noteikti visa veida šāda veida darbība no cilvēku vai cilvēku grupas puses, kurinot uz naidu, tādējādi mazinot diskrimināciju par dažādiem etniskiem uh, un rašu grupējumiem. Līdz ar tika noteikts, ka valstīm jāizteno atbilstīgi pasākumi. Arī tajos gadījumos, kad tas notiek, tiek veikts caur informācijas sistēmu, diemžēl šāda tiestājas snaida runas kļūst arvien aktuālāks jautājums kur augstāk jautājumu. Vajadzīgs arī atbilstīgs ekipējums, aprīkojums, lai varētu pasargāt cilvēks no šāda veida jautājumu, no šāda veida uzbrukumiem. 14. 14. pants. Vispārīga piezīme. Kad, pienā, kad priekšlikumā tiek runāts par pamatiesībām, eh, parasti priekšlikums balstās parasti iespratnē par to, ka lietās ir valsts pret uh, to, kas pret aizstāvamo. Bet šai gadījumā iespējams, ka, piemēram, arī valsts nodru, ir mm, pārstāva aizstāvamo. Šajā modelī neparādās upuris. Nesen šis eh, uzskats par procedūru, par procesiem ir mainījies. Un šobrīd mainās izpratne par to, kas ir nopietnas noziegums, respektīvi upuri bija individu nopietnu tiesību pārkāpums. Nopietni noziegumi vienlaikus ir arī tādi, kas var, piemēram, varbūt valsts, kas pārkāp individu tiesības, tāpēc nopietnu cilvēku tiesību pārkāpumu upuri ir tiesīgi uz tādiem kriminālu procesiem, kas patiešām piedāvātu konkrētu sūdzību un nu, kompensāciju eh, me, instrumentus Ir nepieciešams nozieguma gadījumā veikt eh, personas aizsardzību. Tiesas eh, lēmums Strasburā, kā jau pret Somiju, eh, tas ir ļoti labs piemērs. Tāpēc eh, likumdošana attiecībā uz kriminālu procesiem tam jānodrošina, lai iestādēm būtu instrumenti, lai varētu identificēt un apsūdzēt eh, nodarītāju. Tāpēc eh, rīkojumi, ko rada šī regula, tiem ir jāatbilst prasībai, tiem ir jābūt praktiski efektīviem. Uh, un tas izriet no cietušo, smagu noziegumu cietušo tiesībām. Tā es nonāku pie 14. panta šajā priekšlikumā. Eh, svarīgākais šī priekšlikuma elements eh, ir īstenotā iestādēm atzīt rīkojumu. Tomēr šai jautājumā eh, priekšlikums dod dažādus signālus. No vienas puses 14. pāns, otrais punkts priekšlikumā paredz, ka īstenotāja iestāde uh, atzīst rīkojumu bez uh, tālākām formalitātēm. No otras puses, tas pats paragrāfs paredz, ka īstenojošā iestāde pieņems lēmumu atzīt rīkojumu bez kavēšanās un nevēlāk kā piecas darba dienas pēc uh, rīkojuma saņemšanas. Tas rada jautājumu par to, kurš tad ir saņēmējs īstenotāja iestādes lūgumam īstenot rīkojumu iespējama atbilde ir tāda, ka šis lēmums tad tiek uh, adresēts uh, pakalpojums sniedzējam, bet šajā gadījumā īstenotāja iestādes lēmums atbilstoši 14.2 pantam sakrīt ar īstenotāja iestāde 14.3 Eh, formāli prasot, eh, lai iesniedzējs nodrošina atbilstību obligātām prasībām. Tekstā šķiet ir divi soļi procedūrā - rīkojuma atzīšana un pēc tam eh, formāls saņēmējs, izpildot regulas prasības, un tad jānovad visam pie viena lēmuma. Jebkurā gadījumā šis lēmums ir saistošs un līdz ar to skar saņēmēja tiesības veikt darbību atbilstoši 16. pantam hartā, tāpēc atbilstoši 7. pantam hartā efektīvs tiesību līdzeklis ir nepieciešams kamēr priekšlikums nosaka, ka saņēmējs var būt pret šī rīkojuma iesniegšanu, šķiet, ka tā ir īstenotāja iestāde, kas izskata pakalpojums niedzēja iebildums. Jāatcerās, ka īstenojot regulu, dalību valstu iestādēm ir jādarbojas Eiropas tiesību aktu ietvaros un harta ir spēkā. Tas nozīmē, ka uh, ja kāda iestāde darbojas tādā veidā, ka straucē personas brīvībai veikt darbību, tad ir jābūt efektīvam tiesību sargājušam līdzeklim 47. panta izteiksmē, eh, ieskaitot neatkarīgu tiesu, godīgu tiesu un eh, tiesībām uz juridisko aizpalīdzību. Tātad priekšlikums rāda dualismu un paralēlismu starp rīkojumiem, ko izdod izdevēja iestāde un lēmumiem, ko pieņem īstenošanas iestāde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 tas, ka rīkojuma atzīšana no īstenošanas iestādes tur jāņem vērā, vai ir kāds cits pamatojums, kā to paredz 4. un 5. punkts 14. Eh, pantā, vai tie ir spēkā, un te ir runa par garu sarakstu, vai rīkojums ir atbilstoši izsniegts, vai izdevēja iestāde to ir validējusi, vai rīkojums eh, ir atbilstoši 5. pantam, un jūs jau atceraties, ka es uzskatu, ka tas viss ir diezgan neprecīzi. Ja īstenotā iestādē nepieciešams pārskatīt visas šīs prasības, pirms tā var nolemt atzīt rīkojumu, tad jautājums ir tāds, kas tad paliek no šiem principiem par savstarpēju uzticību un atzīšanu, kas ir ļoti svarīgi ingredienti, runājot par izmeklēšanu, efektīvas uzlabošanu pārobežu situācijās. Priekšlikuma pamatojums balstās uz pieņēmumu, ka būs būtisks guvums efektivitātē un iedarbīgumā. Uh, Es eh, šeit saredzu dilēmu, jo, jo vairāk priekšlikumā neiekļauj, jo vairāk eh, šis juridiskais eh, pamats nav tik stabils. Uh, uh, Tā tad runājot šeit par iegūmiem, tad laika un darba izteiksmē. Paldies! Mērķis! Liels, liels paldies! Nu, un tad tālāk es došu tiešā veidā vārdu mūsu nākamajam runātājiem, Maknamī kungam. And, uh, paldies, paldies par šo zaicinājumu. Ārkārtīgi lieliski runātāji šai otrajā panelī. Nu, rezultātā man pat varbūt mazliet mazāk sakām nekā sākumā es domāju. Domāju, ka šai kontekstā vērts teikt paldies arī komis, komitejai par mm, darbu, ko jūs esat īstenojuši um, savā kompetenci lokā. Vakardien Eirobarman publicēja aptauju, kur, kas liecina, ka lielāko tiesu dalībvalstu iedzīvotāju apvienot ar tiesiskumu situāciju savā valstī, tas rada papildu jautājumus tieši šajā kontekstā. Šādā vidē uh, Un ņemot vērā, ka rīkojuma saņēmēja valsts lielākoties nebūs informēts eh, par, šādiem, par šādām prasībām, šis priekšlikums rezultātā var šo uzticēšanos apdraudēt vēl tālāk, lai gan uzticība šobrīd vajadzīga ļoti. Īsi vēlos piet, piet, runāt par to, ko šis priekšlikums nozīmē, respektīvi vai tas tiešām ir eh, nu, tāds priekšlikums, kuram nav citas eh, esošas alternatīvas, kā nodrošināt eh, proporcionalitāti, kā koordinēt datus un kādas būs sekas šīm tiesiskā rakstura bažām, par ko runā nu pat tiesnesis Vožņieks pirms brīža. Tiesnesis pirms brīža pieminēja juridiskās paredzamības problēmu un visas citas eh, nu, lietas, protams, ir tikpat sarežģītas kā šis jautājums. Ja runājam par nopietnākām intervencijām, tad noteikumi šajā gadījumā var mainīties jebkurā brīdī, ja likumdošana mainīsies kādā no 26 citām dalībvalstīm attiecībā uz eh, sodāmību, šādu sodāmības procedūru. Vai tiesām ir izsmelts visu alternatīvu saraksts? Komisija parasti pa, pamatot apgalvo, ka pašreiz šobrīd um, mm, apusēja tiesiskā palīdzības, kā instruments ir ļoti lēns instruments. Bet tas vien, ka šis instruments līdz šim nav darbojies, nenozīmē, ka to nevarētu uzlabot un tas nevarētu darboties labāk. Uh, Eiropas komisija pati jau ļoti labi pastrādāja savā progresa ziņojumā, ko taisniedz padomē, identificējot tālākus uzlabojumu iespējas attiecībā uz apusējo juridisko sadarbības instrumentu. Bet, protams, ja mēs vēlamies tagad to visu panākt ātrāk, tad, nu, tad kurš tad gribēs iet šo garāko ceļu? Līdzīgi kā ASV uzsāk vienpusēju reformu programmu, kas samazināja savu tiesas prāvu uzkrājumu par vienu trešo daļu, e, nu, tas arī ļoti labi parāda, ka tāpēc vien, ka tas ir bijis sarežģīti, nenozīmē, ka tas nav iespējami veicot kāds uzlabojums. Eiropas komisija skaidro, ka 2014. gadā ES pieņēma IAO izmeklēšanas rīkojumu un tobrīd vēl nedomāja par digitālajiem datiem. Tāpat laikā es iesteicu par pamaties, pamatiesību principiem domāju jau toreiz. Un bija vajadzīga pārobežu, eh, un bija jau zināms, ka pārobežu noteikumi jāievēro. Tagad pagājuši četri gadi, un šķiet, ka esam nonākuši pie brīža, kad atceramies, ko pastāv taču arī digitālā mm, pasaule. Un tālāk šis sarežģītais jautājums par tiesu jurisdikcijas iesaistīšanu. izdodošai valstī ir jāinterpretē saņēmēji valsts simtāti, privileģijas un tā tālāk, eh, ņemot vērā mm, ietvaru, uz kur tā vērš šo rīkojumu. Tas nozīmē, ka izdevēja valstī jāspēj interpretēt ārvalstu tiesību sistēma, un tā to darīs pat tajā gadījumā, kad tas nāks par sliktu, piemēram, sevis pašas īstenotāja izmeklēšanai. Te es vienkārši, nu, apšaubu, jāsaka, šo premisi. Uh, jo savukārt pakalpojumu sniedzējs tiek nolikts situācijā, kur viņš reizēm, piemēram, nespēja izpildīt savus pienākumus, lai aizsargātu pamatiesības, nezina neko par tiesisko kārtību. Un tikai tajā gadījumā, ja tas sūdzas, tad tādā gadījumā tiek kon, nu, konst, identificēts, kāpēc šī sūdzība tiek iesniegta. Un te tādā gadījumā par pamatiem var būt tikai tad, ja tas ļoti skaidri pārkāp pamatiesību hārtu. Tātad tas nozīmē, tam jābūt acīm redzamam. Nevis tik vien tiesības tiek pārkāpt, bet tam jābūt eh, nu, ļoti redzamam šim pārkāpumam, acīm redzami. Jebkāda veida korporatīvie juristi, kas būs šāda veida providerim, viņi būs tad jāsniedz šāda veida instrukcija ne tikai par korporatīvām tiesībām, bet par cilvēktiesību jautājumiem jebkāda veida ļaunprātīga izmantošana, lai cik acīm redzam vai neacīm redzam tā nebūtu, kas neizriet no, šīm, no šī viena pieprasījuma, kas tiks iesniegts, piemēram, uz vienas lapas, nu nekāda cita veida pamatojums netiks pieļauts, lai oponētu šādam rīkojumam. Tāpat laikā rīkojums, nu, ja viņi izpildīs rīkojumu, tad viņi būs droši, ja viņi to apšaubīs, tad viņiem draud sankcijas. Tad mēs nonākam pie tādas motivācijas līdzsvarojuma provideriem, pakalpojumu sniedzējiem, respektīvi. Vai ir pietiekama motiv motivācija, pie, nu, vai motivācija īsta, īstenot pakļauties šim rīkojumam ir vienlīdzīga ar eh, motivāciju pamatot šo rīkojumu apstrīdēt? dalībvalstīm tomēr ir pienākums pārliecināties, ka pastāv mm, līdzsvers starp dažādu cilvēku tiesību mm, īstenošanu un motivāciju. Un tālāk arī m, mm, izpildītāja valsts tiesības Eh, piemēram, rēģēt uz šādu citas valsts iesniegtu rīkojumu un aizstāvēt savu, sa, savu valsts piedarīgo tiesības. Es šeit nāktu klajā ar hipotēzi, ka ja providers saņem rīkojumu no kompetentas iestādes no trešās valsts, no, no šīs otrās dalībvalsts, tad tādā gadījumā tas vienmēr uzskatīt, ka tas rīkojas lab, labticīgi. Un tātad līdzsvars šai gadījumā attiecībā uz motivāciju nav panākts. Nav paziņojuma saņēmēju valstī, nav saņēmēju potenciāliem individam un arī nav pārbaudīta elastība attiecībā uz cilvēktiesību, pamatiesību ievērošanu un sankcijas tāpat laikā, ja rīkojums netiek ievērots. Šis, šis, šie apstākļi visi liecina, ka nav līdzsvara. Ja, ja runājam par datu tipiem, un šeit par to runāja Sofija Intvelde, un jūs arī kā referenti, tad metadatu vākšana saglabāšanai, kā pierādījumiem un to uzglabāšanai var būt tikpat intruzīva kā mm, saturisko datu vākšana. Te ir nopietnas bažas arī par šo datu kategorizēšanu pats par sevi runājam par mm, kibernoziegumiem un mm, tiesu prāvas, kas jau notikuši šai ziņā, ko minēja jau tiesnesis pirms brīža, eh, ir aktuāls šobrīd padomē. Uh, politiskie kompromisi tiek veidoti ap šo konsensu jautājumu, ir īpaši par to, kas ir saturiski un kas ir metadati. Tas varbūt atrisinās šīs problēma, politiskās problēmas, bet dieži vai atrisinās šīs juridiskās problēmas. Un tad vēl šis jautājums par instrumenta tipu. Šī ir regula. Tas šķiet interesanti, tāpēc, ka pirmām kārtām uh, Jūs jau minējāt jautājumu, vai tas vispār ir praktiski piemērojams jautājums, bet ko tas nozīmē par, par sevi vēsturiski zinām, ka kopienas tiesa no, norādīja drošā patvēruma mm, analīze, ar ko nāca klajā Eiropas komisija, tur bija runāts arī par datu saglabāšanu, kaut gan komisija bija veikusi juridisko analīzi un tāpat tika noradīti ir atsevišķi elementi Kanādas un ES PDR tieši šī paša iemesla pēc. Var jums pasāstīt, ka ir virkni citu ties, tiesu iestāžu grupu, kas ar nepacietību gaida šī instrumenta pieņemšanu, lai uzsāktu tiesas procesus. Kas notiks, ja vēsture atkārtosies? Ja kāda regula tiek pieņemta un pēc tam arī īstenota, un tad Eiropas kopiena izdara to, ko to izdarīja ar digitālo datu saglabāšanas reformu, tad tādā gadījumā nekāda sekundāra tiekuma mm, tiesība akta vairs nebūs, tas vienkārši izzudīs. Tiesība akts, kas nav drošs par šāda veida tiesām, nes līdz savu būtiskus riskus gan īstenošanas vajadzībām, gan arī tas radīs tie tāds reprezentatīvs kaitējums ES iestāžu reputācijai. Tātad kopsavilkumā mēs patiešām atbalstam uh, tiesību sargājušu iestāžu darbu. Uh, bet mēs, atba un mēs atbalstam arī demokrātiskās sabiedrības stūrakmeņus, tā kā tas paustas pamatiesību hartā. Tā visa rezultātā mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir būtiski jāpārskata vai pat jānoraida. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs atbilstīgs laiks mācīties no pieredzes attiecībā uz izmeklēšanas orderu, jāidentificē izmeklēšanas orderu uzlabošanas iespējas tā, lai varētu risināt visus problemātiskos jautājumus ar šī rīkojuma palīdzību un jāpārliecinās, ka ir atbilstīgas garantijas, ka tajos gadījumos, kad ir pieejams dažādas iespējas, šis izmeklēšanas orders. Uh, e nu, vai ir kāds cits instruments, vēl tad tiek izvēlēts vismazāk restriktīvais instruments no visiem. Tālāk arī nopietni jāapsver eh, un jāpieprasa pārskatāmība attiecībā uz paralēlām sarunām Eiropas padomē attiecībā uz konvencijas attiecīgo protokolu. Jūs kā referentu un ēnu referenti esat tieši tajā situācijā, kur varat šo priekšlikumu ļoti nopietni izvērē, izvērtēt. Dalībvalstīs katrā ziņā šis priekšlikums raisa būtiskas bažas Un tas tās jāņem vērā. Mēs tāpat atzinīgi vērtējam arī šeit pausto viens otrs iestādes viedokli. Un uh, esam gatavi sadarboties ar jums pie šiem visiem jautājumiem arī nākotnē. Paldies, saka priekšādātāja. Var tikai un vienīgi cerēt, ka visi šai jomā iesaistītie tiešām ir gana interesēti izstrādāt tādu tiesību aktu, kas būs spējīgs darboties ilglaicīgi un nevis izgāzīsies pirmajā apsūdzībā tiesas priekšā. Tāpēc paldies par šo informāciju, tas mums bija ļoti liederīgi un, protams, ļoti liederīgi bija uzklausīt arī Vožņaka kungu, lai gan viņš teica, ka tas ir tikai viņa personīgais viedoklis, tāpat laikā šis viedoklis arī mums jāņem vērā. Nākamais runātājs. Vivierovska kungs no Eiropas datu aizsardzības biroja. Lūdzu, EDPS. Es centīšos izteikties īsi, It īpaši ņemot vērā, ka lielākā daļa lietu jau tika pateiktas, to, tos pateica iepriekšējie runātāji, priekšādātāji, godātie deputāti, runātāji, viesi. Iesākumā liels paldies par to, ka man uzaicinājāt un ļāvāt man prezentēt EDPS nostāju. Tā ir iestāde kas strādā ar datu aizsardzībēs iestādēs, bet vienlaikus mēs piedalāmies arī uh, dažādos datu aizsardzības iestāžu darbā, mm, datu uzraugu valdē un tādās viet, lietās kā TPD, kas ir konsultatīva komiteja Eiropas padomē. Runājot par e-pierādījumiem, mums jāsaka, ka mēs ļoti labi saprotam, ka šodien dzīvojam tādā pasaulē, kur ikdienas sastopamies ar pasauli, ko maina jaunās tehnoloģijas. Un mēs, protams, labprāt šīs jaunās tehnoloģijas izmantojam, bet tāpat laikā mums ir arī jāsaprot, ka šīs jaunās tehnoloģijas izmanto arī noziedzīgās apro, aprindas savā labā. Tas ir šis. Un un esam arī gūši pierādījumus, ka Nu, un, protams, ir arī tā, ka kriminālo noziegumu pierādījumi ne, nereti ir elektroniski. Reti nevaram pat īsti vairs iedomāties tādu iz, kriminālu lietas izmeklēšanu, kur nebūtu jāņem vērā kaut kāda veida elektroniski pierādījumi. Kompetentās iestādes savukārt sastopas ar grūtībām, cenšoties savlaicīgi un strauji gūt piekļuvu šāda veida pierādījumiem. Tāpēc es saprotu prezentācijas un viedokļus, ko pē, sniedza, piemēram, Kirkopkungs. Tāpat laikā man jāsaka, esmu pārsteigts, ka viņš nesaprot arī to, ka mēs nevēlamies no šī loka tomēr neko palaist eh, bez uzmanības. Mums ir jākontrolē šīs varas iestādes. Protams, ka Nu, mums ir jāizmanto lāzers un nevis šķērs šajā acu operācijā, kā viņš runāja, bet tāpat laikā jāpārliecinās, ka šis lāzers ir kvalificētās drošās rokās, tiek lietots neko, nekļūdīgi un neļaunprātīgi. Un vēlos turklāt arī skaidru un gaišu pateikt, ka EDPS ļoti labi saprot un atbalsta mērķi sniegt efektīvus instrumentus tiesību sargājošām un tiesu iestādēm mm, cīņā pret noziedzību. Tāpat laikā parādās jautājums par to, vai tiem jābūt jauniem instrumentiem vai instrumentiem, kas jau ir izman, izveidoti, piemēram, 2014. gadā, bet vēl nav pilnībā, nu, tā teikt, mm, izsmēluši savu potenciālu šobrīd. Varbūt, ka tie ir instrumenti, ko mēs varam uzlabot, varam uzlabot šo instrumentu aptvērumu iepriekšējos tiesību aktos. Un gala mērķis - efektīvu pārrobežu datu piekļuves procesu uzlabošanai ir, protams, šis digitālais e, vienotais tirgus. Un tāpat laikā jāpārliecinās, ka tas nav pretrunā e datu aizsardzības ietveram. Nevajag tāpat šīs jomas savā starpā pretstatīt nu, ka no vienas puses ir piekļuve e pierādījumiem, un otras puses datu aizsardzība. Tiesība akta priekšlikums ir izveidot jaunu modalitāti šāda veida piekļu, šādai e pierādījumu piekļuvēju, un te. Mm, tas nav nekas jauns, bet kas ir šajā priekšlikumā jauns, ir šī pārobežu dimensija. Tas ir fakts, mm, ka tiesu, A, valsts tiesu iestāde vēl strauji gūt piekļuvēja pierādījumiem valstī B, neizējot cauri visam oficiālās tieskās palīdzības procesam B valstī. Mēs uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi precizēt juridisko tekstu. Sakot, ka kopumā tie nav jauni noteikumi, bet gan jauna vienkārši modalitātes specifika. Tālāk jāspēcina izpratne par to, ka nepieciešams šeit arī zināms novatorisms un nedrīkst, bet tāpat laikā nedrīkst maizbēst jau par esošiem principiem, piemēram, datu aizsardzības direktīvu attiecībā uz tiesu iestādēm, ko parlamentā pieņēmā tikai vēl 2016. gadā un kas pilnībā tiks īstenot, faktiski tiek īstenot tikai šobrīd. Es zinu, ka pastāvēja šaubas par to, kā šī direktīva tiks īstenot, kā risināsies īstenošanas process, bet šķiet, ka šobrīd Eiropas Savienības rokās ir tādi instrumenti, kas ļautu šo jomu uzlabot. Ir arī ārkārtīgi svarīgi. lai vispārējās datu aizsardzības eh, regulas noteikumi un principi tiktu saglabāti tomēr ja ierosinātais tiesību akts runā tikai par jaunām modalitātēm, tad eh, pat tajos gadījumos, kad moditā, modalitātes varētu būtiski, piemēram, iejaukties arī kaut kādos datu slepenības jautājumos, eh, tas ir jāizvērtē. Mēs domājam, ka šī priekšlikuma tieši tā arī ir un tāpēc esam gatavi sniegt rekomendācijas par konkrētiem uzlabojumiem, kā minimizēt šādus slepenības eh, invāzijas, uh, un uzbrukumus un kā stiprināt pamatiesības. Tāpēc ļoti priecājos eh, par Vožņaka kunga prezentāciju. Un precedenta tiesības Eiropas cilvēktiesību tiesā faktiski šai gadījumā var kalpot par pamatu. Tāds bija, piemēram, datu aizsardzības tiesību aktu izstrādāšanā. Un kas vēl svarīgāk, arī par individuāliem tiesiskās aizsardzības līdzakļiem eh, nepieciešams šeit atbilstīgi domāt datu aizsardzības iestādes, tostarp BDPS, eh, ja eh, valdes ietvars ir nākuši klēja ar atzinumu par konkrētiem priekšlikumiem, mūsu rekomendācijas papildinās šo atzinumu tālāk, vēlos izvērst savu piezīmju aptvērumu un pavērties uz lielāko, plašāko ainu attiecībā uz e-pierādījumiem, kā jūs zināt, tad diskusijas par otro papildu protokolu attiecīgajā konvencijā par kibernoziedzību tiek izstrādāt šobrīd Eiropas padomē, un tas saistīts ar līgumslēdzēju iestāžu spēju tieši sadarboties ar pakalpojumu sliedzējiem attiecīgās jurisdikcijās. Mēs uzmanīgi sekosim līdz šīm diskusijām, uh, un raudzīsimies, kas tur notiek. Un domāju, ka tas, šīs diskusijas ir jāatskata kontekstā ar šīm, šīm konkrētajām diskusijām. Tāpat arī nu, tiek uzsā, paredzēts uzsākt sarunas par ASV, par e-pierādājumiem, bet, nu, man jāsaka, šeit mēs taču nerunājam par šo konkrēto lietu. Šis ir cits priekšlikums. Mēs vēlamies Nu, ja mēs šo priekšlikumu izmantojam kā instrumentu, lai piekļūtu informācijai, kas ir ASV, tad tādā gadījumā tas ir pavisam cits lēmums. Šis ir tikai pirmais solis tādā gadījumā uz nākamo soli tuvākajā nākotnē. Tāpēc reizēm domājot par šo priekšlikumu, mums, protams, ir jādomā par nākotni. Un mēs saprotam, ka šīs diskusijas turpināsies turpmākos divus gadus. Svarīgi pārliecināties, ka gala teksts ir konkrēts un pragmatisks un pilnībā respektē pamatiesības un pamatbrīvības un neatsakās no pašreizējā aizsardzības ietvara. Vēl vienu lietu gribētu pieminēt, kas ar šo visu cieši saistīta un par ko nedrīkstam aizmirst. Eiro EDPS rekomendācijas nāks tandēmā ar komentāriem par tiešsaistes teroristu, teroristus um, mm, propagandas saturu. Šis dokuments nerada nekāda veida neatrisināmas eh, problēmas ar EDPS un tātad aizsardzības ietveru jo domājam, ka ir iespējams atrast te visā arī kompromisu. Noslēgumā teikšu, ka ņemot vērā, cik ļoti svarīgs un apjomīgs ir tas uzdevums, kas ir Eiropas Savienības priekšā šai ziņā, ja runājam par, krimin, par noziedzību, tad realistiski būs vajadzīgi vairāki gadi, lai varētu pilnībā atspoguļot šo faktu nozīmi eh, attiecīgā regulā. Tāpat laikā jānodrošina ja saskani, saskaņotība ar pašreizējo datu aizsardzības ietvaru un jebkura veida kon, koncepcijas, kas no šī ietvara atsakās, būtu no nākotnes tiesību aktiem jāizņem, un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much for that presentation. Lielas paldies par jūsu prezentāciju, un, protams, ka mūsu paneļos dažas lietas atkārtojas, tomēr man šķita ļoti interesanti jūs uzklausīt, kad jūs izteicāties par šo punktu, kas atkārtojās vairākos paneļos. Proti, mēs runājam par šiem lielajiem spēlētājiem, kuriem ir daudz datu ASV. Bet, ja tā ir problēma, šeit interpretēju jūs teikto, varbūt mums vajadzētu domāt par iepriekšējiem pasākumiem. Nevajadzētu piespiest visus tos piemērot. Uh, Tagad šis panelis tuvojas noslēgumam un priecājos, ka mums ir mūsu vidū arī runātājs no Nacionālās tiesību un brīvību asociācijas. Un tā ir Brunē kundze. Liels paldies, liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es samīģināšu runāt pavisam īsi, tāpēc, ka lielākā daļa jautājumu jau ir apskatīti. Pagājušā gada septembrī, kā jūs zinat, tad, kad mēs izskatījām komisijas priekšlikumus, Datu aizsardzības komisija ir um, sagatavojusi savus atzinumus, un tāpat arī es uh, prezentēšu galvenos punktus, tāpēc, ka es gatavoju vienu no šiem atzinumiem. Vispirms es vēlētos jūs iepazīstināt ar um, četriem tādiem vispārējiem komentāriem, kas ir iekļauts šajā atzinumā, un pēc tam es runāšu par pašu procedūru un garantijām, kuras mēs esam uh, šeit pamanījuši, vai arī gluži pretēji, kuras eh, mūsuprāt trūkst, lai nodrošinātu eh, šo, šī regulas priekšlikuma efektīvu izpildi. Eh, vispirms, pirmās, pirmie komentāri attiecas uz tiesisko pamatu. Un Eiropas datu aizsardzības komiteja pat šeit uh, pauž savas bāžas attiecībā uz to, ka šeit ir jāiesaista tiesība aizsardzības iestādes, jo šeit pēc principa nevarētu būt tā, ka ir iesaistīta ir arī privātā puse. Tāpat arī Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi jauni instrumenti, par to arī jau šodien daudz tika runāts. Komiteja ir izskatījusi šo instrumentu nepieciešamību attiecībā uz um, Eiropas sadarbību krimināllietās, un tāpat arī mēs mēģinām atrast argumentāciju, kāpēc būtu vajadzīgi jauni instrumenti un kāpēc mēs nevaram iztikt ar esošajiem, proti mm, izlūk, izmeklēšanas rīkojums un pārējie. Mums būtu jāapskatās arī ar kādām grūtībām cilvēks saskaras šo instrumentu izmantošanā. Tāpat arī mēs domājam par datu aizsardzību un par citām garantijām, kuras ir vajadzīgas iesaistītajām personām. Tātad Mēs eh, nevaram šeit arī piemērot um, dubultās apsūdzības principu, tātad mums vajadzētu šeit paredzēt zināmas garantijas. Un, ja runa no datu aizsar, par datu aizsardzību, tad, eh, protams, galvenokārt ir jāgarantē personu datu aizsardzība. Mēs eh, baidāmies, ka, diemžēl, trūkst dialoga par šiem jautājumiem un netiek nodrošināts papildu garantijas. Uh, Un pēdējie vispārējie komentāri attiecas uz šo instrumentu nepieciešamību, un mēs esam konstatējuši, ka dial šajā dialogā iesaistās nevis tiesība aizsardzības iestādes, tad abas puses nav tiesība aizsardzības iestādes, bet ir arī privātā puse, un šiem uzņēmumiem ir jāaizsargā viņu pamatiesības. Šajā dialogā vajadzētu garantēt, lai eh, šo iestāžu tiesības un garantijas tiktu aizsargātas. Mēs redzam, ka privātajiem partneriem šīs, šie pienākumi kļūst neproporcionāli. Tieši tāpēc mēs gribētu rekomendēt, lai tiktu ieviestas datu aizsardzības amatpersonas ir jānodrošina, lai būtu šī trešā neitrālā puse, kas varētu iestāties par datu aizsardzību un par to, lai visas vispārējās datu aizsardzības garantijas tiktu respektētas. Tātad trešās piezīmes attiecas uz uh, garantiju piemērošanu un uh, Eiropas ietvaru. Tātad te ir runa par direktīvu, kas runā par datu aizsardzību krimināla procesā, un proti tā ir runa par 39. pantu, un ir jāiesaist arī visas kompetentās iestādes Eiropas Savienībā, kā arī privātie partneri ārpus Eiropas Savienības. Šīs ir īpašas situācijas, un šīm garantijām ir jābūt spēkā. Mēs vēlējāmies norādīt, ka šis pants ir noteikti jāpiemēro, un tas ir jātiecina arī uz uh, datu transfēriem, ja tāda notiek. Protams, ir arī uh, atgriezeniskie lūgumi, tad, protams, ir jāvar, jā, jāpiemēro arī visi vispārējie datu aizsardzības noteikumi tā, lai ārpus uh, Eiropas esošās iestādes piemērotu Eiropas tiesību aktus šajā jomā. Un pēdējie vispārīgā komentāri, ko ir sagatavojusi Eiropas datu aizsardzības komiteja. Uh, Mēs uzskatām, ka ir vairāki punkti, kas ir jāpadara precīzāki, tāpēc, ka tie ataino vai dubultojas ar punktiem citos tiesību aktos. Tātad eh, te ir runa par uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus un vienlaicīgi veic arī datu aizsardzības funkcijas. Dažos gadījumos te tiek izmantoti apakšuzņēmēji. Šeit vajadzētu nodrošināt uh, šo personu tiesību aizsardzību, tā lai netiktu iesaistīti šie apakša uzņēmēji un lai visu personu, pilnīgi visas tiesības tiktu ievērotas visos gadījumos. Protams, mēs šeit atsaucamies arī uz tiesiskajiem pārstāvjiem, uh, Bet eh, ir jānorāda, ka direktīvā, protams, šie pārstāvji uzņēmumiem ir cikti. Mēs redzam, ka, diemžēl, netiek sekti tie paši pienākumi. Un, eh, protams, ir jādomā arī par datu kategorijām un par kritērijiem, kā piekļūt atsevišķām datu kategorijām. Esam sagatavojuši šeit eh, dažādus komentārus attiecībā uz Eiropas tiesu prasībām, un, protams, tiesa ir nāks klajā ar īpašiem eh, nosacījumiem. Dažkārt dati tiek uzskatīti mazāk eh, sensitīvi no likumdevēja puses. Piemēram, te ir runa par mm, datiem par abonentiem vai arī par piekļuves datiem. Pašlaik tie tiek uzskatīti par mazāk nozīmīgiem nekā satura dati, nu vismaz tā tas tika atainots komisijas priekšlikumā. Un nu, tagad pēdējie komentāri, kas attiecas uz pašu procedūru un uz uh, šīs procedūras atšķirīgajiem etapiem. Mēs vēlamies, lai arī šeit tiktu nodrošinātas papildu garantijas. Pirmā kārtā mēs runājam šeit par apsūdzībām ir jāmēģina harmonizēt krimināla tiesības Eiropas Savienības ietveros. Vajadzētu nodrošināt, lai šeit pastāvētu vismaz kaut kāda līdzība. Dažos gadījumos attiecībā uz dažām apsūdzībām šis um, sankcija limits ir pārāk zems, piemēram, trīs gadi. Mēs vēlamies arī norādīt, ka termiņi datu iesniegšanai ir pārāk īsi. Protams, mēs saprotam, ka dažos gadījumos pastāv šī nepieciešamība, lai dati tiktu iesniegti pēc iespējas ātrāk, bet tas nenozīmē, ka pilnīgi var atteikties no garantijām un ka tikai vēlāk a posteriori tiek iesaistītas datu aizsardzības iestādes. Mums vajadzētu nodrošināt uh, šīs garantijas jau iepriekš, kaut arī šī procedūra tiek uh, organizēta steidzamības kārtā. Nākamais - garantijas, kas ļautu izvairīties no sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas. Tātad te ir runa par datu uzrādīšanas un uzglabāšanas kārtību. Ir jāparedz, lai šie rīkojumi datus iesaldēti tiktu atcelti, tad, kad procedūra ir beigusies tāpat arī, lai šī datu uzglabāšanas procedūra nerunātu pretī datu uzglabāšanas periodam. Protams, mums ir jādomā arī par personu datu aizsardzību un ir jānodrošina arī datu transferi. Certains aspects euh, concernant les, les procédures qui permettent de, Un vēl mums vajadzētu arī nodrošināt to, lai mums būtu iespēja novērst nevajadzīgas apsūdzības. Šeit ir runa par 14. pāntu. Un šeit, proti, runa par konfliktiem ar pamatiesībām. Mēs priecāmies par to, ka ir paredzēta šāda iespēja, bet mēs uzskatām, ka šis slieksnis ir pārāk zems. Uh, Varbūt varat, vajadzētu šo slieksni paaugstināt tā, lai um, kontrole varētu būt daudz efektīvāka, tik līdz parādās šādi nodarījumi. Tāpat arī ir jānodrošina dialogs starp Eiropas un trešo valstu iestādēm. Tas, protams, ir ļoti labi, un mūsu komiteja to apsveic, bet, diemžēl, viss tiek skatīts pārāk šauri. Iespējams, šo sadarbību vajadzētu paredzēt mm, daudz uh, plašākā skaitā gadījumu. Un, protams, ir arī kompetentās iestādes Eiropā, kurām ir eh, jābalstās uz eh, tiesību aktiem, un dažkārt eh, šie mm, tiesību akti, šie rakstītie vārdi ir pārāk attālināti no praktiskās darbības, ar ko mēs saskaramies sadarbojoties ar trešajām valstīm. Tas arī būtu viss. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Paldies! Es saprotu, ka šī pēcpusdienas sesija ir bijusi ļoti gara. Uzklausīšanu sākām jau 2.30, bet es vēlētos pateikties visiem runātājiem, jo īpaši šī paneļa runātājiem. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mēs runājam šeit par pamatiesībām un. Mēs uzklausām šeit, piemēram, Eiropas eh, cilvēktiesību tiesas viedokli, un, ja runa par datu aizsardzību, šeit jau nav runa par to, ka kādam šie dati pieder un dati ir jāaizsargā. Nē, mēs šeit runājam par cilvēku aizsardzību, un tas mums noteikti būtu jāpatur prātā. Būtu varbūt pat eh, vajadzīgāk līdzsvarot šo priekšlikumu. Vajadzētu paskatīties, kā uzlabot izmeklēšanu vienlaicīgi aizsargājot pilsoņus, aizdomās turamos un cietušos. Uzskatu, ka šajā ziņā šis panels ir bijis ļoti noderīgs un sniedzis mums daudz vairāk informācijas. Es neredzu, ka kāds kolēģis celt roku. Nē, Kornēlijai tomēr ir jautājums. Izteikšos pavisam, pavisam īsi uzklausīju pēdējo kolēģi Brunē, un man viņai ir viens jautājums, vienalga, kurš uz to atbildēs. Vai jūs uzskatāt, ka šāda regula patiešām dos kādu labumu, ņemot vērā šīs milzīgās problēmas, ar ko mēs saskaramies? Un, ja jūs uzskatāt, ka tas ir nepareizais ceļš, tad kādu citu ceļu jūs izvēlētos? Un varbūt komisijai vajadzētu šeit eh, rīkoties ātrāk, lēnāk, varbūt vajadzētu nodot mm, ātrāk visus šos datus, kas ir vajadzīgi. Jā, paldies, Konēlija. Jautājums bija īsts. Nesmu pārliecināta, ka atbildes būs tikpat īsas. Vai jūs mēģināsiet atbildēt? Paldies! Data aizsardzības iestādēm ir eh, grūti sniegt eh, tikpat eh, globālu visaptverošu analīzi kā Eiropas komisijai. Mēs uzskatām, ka garantijas ir atbilstošas, tāpat kā norādīja Eiropas data aizsardzības iestāde. Tātad mēs šeit runājam par garantijām, kuras vēl varētu paredzēt. Vajadzētu nodrošināt, lai datu aizsardzība būtu atbilstoša pašreizējai tiesību ietveram un Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrai. Uh, kā rīkoties, lai uzlabotu šo situāciju. Pirmkārtām vajadzētu sniegt elementus, kas ļautu mums pierādīt, ka pašreizējā sistēma nefunkcionē. To, protams, ir grūti pateikt, ko mēs varētu uzlabot citos instrumentos. Īsnībā vispirms vajadzētu veikt par to pētījumu. Bet mēs gribētu ieteikt, ka datu iesaldēšanas procedūra, kas ir viens no elementiem, kas ļauj mums šeit attaisnot jaunu procedūru, jo bieži vien dati vienkārši pazūd, pirms mēs eh, tiem varam piekļūt. Šo procedūru nevar savietot ar, ar instrumentiem, bet iespējams, ka tas ir viens no ceļiem, ko mēs varētu paredzēt. Man, kā datu aizsardzības eh, speciālistē, ir grūti šeit nāk klajā ar priekšlikumiem krimināltiesību jomā, Īsti arī nezinu, ar kādām problēmām saskaras pašreizēju instrumentu piemērotāji. Mums, diemžēl, pašlaik trūkst elementu jauna priekšlu, priekšlikuma izstrādē. Hei! Labi, lūdzu, vienu teikumu. Un tikai viens teikums, piemēram, Mēs šeit runājam par lietām, kuras ieprie, iespējams šeit trūkst. Mums ir ļoti grūti saprast un izvērtēt. cik autentiski ir uh, rīkojumi un uh, certifikācijas, ko sniedz uh, izdevēja valsts. kontrolieriem ir ārkārtīgi grūti saprast, vai tiešām šie rīkumi ir autentiski. Tātad tas viss ir jākontrolē uzņēmumiem, kuri glabā šos datus, un tiem ir grūti saprast, kādas pilnvaras ir šīm iestādēm. Paldies! Es domāju, ka mēs esam sapratuši, ka šeit nav runa tikai par pamatiesībām un datu aizsardzību. Iespējams, atbildes uz pēdējo jautājumu mums eh, parādīja, ka, piemēram, agrāk mēs nolēmām, ka visi prokuratūras un policijas pasākumi ir jāierobežo un tiem ir jābūt mētiecīgiem. Bet eh, tagad mums šķiet, ka mēs mēģinam izveidot vienu likumu, kas attieksies uz ļoti daudzām lietām. Un šeit, protams, mēs neiedziļināmies konkrētās atbildēs. Uh, Mums ir jādomā, vai mums ir jābūt mērķtiecīgākiem, tāpat arī mums ir jāpaskatās uz esošiem instrumentiem. Mēs varētu tos varbūt paplašināt vai saīsināt. Domāju, ka šīs debatas ir bijušas ļoti noderīgas. Paldies visiem paneļa diskusiju dalībniekiem. Es atvainojos, ka esam mm, atkal šeit iekavējušies, priecājos, ka tika daudz cilvēku sekoja līdz debatēm. Eh, šī sanāksme tika pārādīta internetā. Vēlreiz liels paldies eh, profesoram Božņakam, jo viņš eh, piedalījās debatēs no Strasbūras. Es ceru, ka daži no jautājumiem jums bija noderīgi turpmākajā darbā. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums tik ilgi. Tagad jūs varat doties prom un tūlīt aicinu nākamos eh, paneļa diskusiju dalībniekus, jo mums ir paredzēta vēl viena diskusija. Un tātad nākamie trīs runātāji, kas izteiksies par telekomunikāciju pakāpojumu sniedzēju lomu. Sveicam Eleniju Kirjakīdis no EPIK, Laura Vāgnere no Vodafone un doktors Maksimilians Šūbers. Viņš ir Eiro izpavica priekšādātājs. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu panelī. Protams, ka visiem pārējiem runātājiem arī jums ir atvēlētas 8 līdz 10 minūtes prezentācijai. Sāksim uzreiz ar Elenī Kirija Kidis, kas pārstāv EPIC ASV. First, I'd like to thank the members of... Paldies pirmām kārtām šīs komitejas um, locekļiem par uzaicinājumu. Mani sauc Elena Kirkīdes, es esmu starptautiskā konsultanta attiecībā uz e, privātuma e, aspektiem. Strādāju neakti, neatkarīgā organizācijā, kas izveido 94. gadā un um, aplūkojam dažādus jautājumus saistīts ar pilsoņu brīvībām. Mēs runāsim par produktiem un par pilsoņu tiesību ievērošanu. Kā jau mēs eh, zinējā, eh, dzirdējām, ir runa par leģitīmām interesēm, ir eh, jauni izaicinājumi pierādījumu iegūšanai, bet mehānismi, lai palīdzētu tiesiskumam, rada jaunas problēmas pilsoņiem, tāpēc nepieciešamas stingras garantijas, un to esam mācījušies no savas pieredzes mm, ASV Tātad eh, US kodak izrietēja no jau mm, esošās spiediena uz esošajiem uh, mehānismiem pārobežu piekļuvēja datiem ASV pret Microsoft. Tur augstākajai tiesai bija jālemj, vai mm, tiesības sargājušās iestādes varēja izmantot uh, komunikāciju likumu un pieprasīt, uh, lai kompānija atklāja e-mailu saturu trešajā valstī. Tur eh, bija runa par eh, uzglabāta komunikācija satura atklāšanu. Microsoft eh, lietas laikā tika pieņemts likums, lieta tika atcelta. Tātad te ir jādomā par diviem svarīgiem elementiem paskaidrošu sīkāk katru no tiem. To require providers to preserve, backup or disclose. Runa bija par uh, datiem, kas uh, tiek uzglabāti un kas ir nepieciešama ASV juridiskam procesam, tātad vai nu šie dati ir ASV vai nē. Uh, šis instruments Kladak paredz arī iespējas tiesās, lai varētu iegūt saturu, kas atrodas ārpus valstīs. Tas ir pieejams tikai tad, eh, kad pastāv eh, likuma kolīzija un eh, ir nos, nolīgums šai valstī ar ASV un kad ir likumi, kas paredz līdzīgas iespējas ASV mm, institūcijām darboties šajā valstī. Otrā daļa šajā instrumentā paredz ASV mm, matpersonām tiesības attiecībā uz ASV uzņēmumu satura atklāšanu zināmos nosacījumos. Eh, ģenerāla prokurors eh, un valsts sekretārs, viņiem ir jānosaka un jāiesniedz pieprasījums kongresam, ka ārvalstu valsts likums un vietnošanās kā tāda atbilst eh, likumā esošiem kritērijiem. First, the domestic law of the foreign government must Lom, likumam ir jānodrošina skaidra aizsardzība dažādos jautājumos. Otrām kārtām ārvalstu valdība ir jāveic pasākumi, lai novērstu informācijas izplatību un neatbilstoši izlietošanu attiecībā uz ASV pilsoņiem un tālāk aplūkots arī datu kodēšanas prasības un ceturtām kārtām mm, nosacījumi attiecībā uz ASV personu aizsardzību, tāpat ierobežojumi attiecībā uz ASV mm, personu Mm, fokusēšanu un tam līdzīgas lietas. Ja kongress formāli neiebilst 180 eh, dienās, tad šis, mm, šim aktam būs liktuma spēks. Eh, pilsoniskā sabiedrība Atlantijas okeāna labās pusēs In a system of unilateral act. Um, tā tad ir problēmas ar šī akta izpratni. Uh, Datiem var piekļūt um, pārobežu uh, režīmā, nodrošinot pilsoņu civilās brīvības. Informācija ar uh, satura aizsardzības nosacījumiem, kas uzglabājas trešajā valstī, tas var radīt cilvēku tiesību problēmas un konfliktus. Jurisdikcijas uh, um, noteikumi, mm, attiecīgi tiesas procesi. Un eh, tātad visas šīs eh, problēmas tikai sāsinās. Tā rezultātā ir nepieciešami pieejas eh, pasākumi, aizsardzība individiem, tā ir jāsaglabā. Nu, ar to tagad ķeršos pie rekomendācijām pārobežu piekļuvas pieteikumiem. Pirmām kārtām nosakot tiesību aizsardzību, tas ir nepieciešams pārobežu rīkojumiem. Uh, Visas eh, juridiskās tiestādes, kurām ir pārobežu piekļuva datiem, tām ir nepieciešami arī moderni garantiju mehānismi, piemēram, ir nepieciešamas skaidrs prasības eh, datu subjekta brīdināšanai un visu savākto datu um, nodrošināšanu tālāk tiesiskais pārskats. Tā ir garantija par procedūru un godīgumu, attiecībā uz satura veidošanu un sensitivitāti. Tāpat tiek rekomendētas papildus garantijas um, unilaterālā veidā attiecībā uz šiem rīkojumiem. Pārobežu piekļuvas mehānismi ir pakļauti arī uh, targeting prasībām. Tādi, kad, piemēram, nacionālais vai trešo valstu iestādes var izmantot emlat. Tāpat tas attiecināms tikai uz uh, nodarījumiem, kas ir sodāmi uh, attiecīgajās valstīs un ir skaidrs norādes vai pazīmes uz uh, būtiskumu. Tātad nevar nodrošināt vienpusēju pārobežu piekļuvi. Tālāk nepieciešamas iespējas um, rīkoties pret nelikumīgiem rīkojumiem, procedūru pārkāpumiem, piemēram, uh, Uzskatām, ka ASV varētu paskaidrot, kādi rīkojumi ir attiecināmi uz ASV datiem, kam var piekļūt, tāpat arī jauni tiesiski aizsardzības līdzekļi attiecībā ar šiem rīkojumiem ir jāapsver tāpat. APEC arī ierosina, lai eh, patērētājam personai būtu iespēja griezties eh, tiesā, kas ir izdevusi šo rīkojumu Tas uh, saglabā iespēju tādu būtisku kontrolas funkciju attiecībā uz neleģitīmiem rīkojumiem. Tāpat jābūt arī būtiskai caurskatāmībai šais mehānismos. APEK iesaka uh, strādāt pie šiem pārobežu pieprasījumiem, skatoties, cik daudz un kāda tipa uh, pieprasījumi ir tālāk statistiskā ziņošana par uzraudzības ziņojumiem. ASV Eh, ziņojumi ir labs modelis, kā to iestrādāt eh, ASV likumdošanā. Šis priekšlikums eh, ir būtisks izaicinājums sadarbībai, individu tiesību aizsardzībai. EPIKS galvenais priekšlikums ir tāds, ka jānodrošina tiesības sargājošo iestādu piekļuvi datiem. Paldies par šo iespēju izteikties šodien un būšu gatava atbildēt uz jautājumiem. Lielas paldies par šo prezentāciju. Ļoti uzmanīgi jūsos klausījos. Un bieži dzirdēju tādus vārdus kā safeguard, remedies. Un no savas skatu punktu raugoties, kad runājam par jaunu tiesību aktu kriminālu, jo, kriminālu tiesību jomā, tad tieši šāda veida vārdiem ir jāto pieminētiem, jo ir vajadzīgas gan drošības klauzulas, gan uh, um, tiesību, tiesīgās, tiesiskās aizsardzības līdzekļu, un te uzreiz nonāku pie nākamās runātājs Loris Vāgneris no Vodafone. Nu, visdrīzāk arī jums būs kas skams. Paldies, man ir sagatavota prezentācija, bet tā nav tā, kas šobrīd ir uz ekrāna. Lielas paldies arī, ka man uzaicinājāt, ka uzaicinājāt Vodafone. Paldies arī visiem, kas vēl ir zālē priecājamies, ka varam piedāvāt pakalpojumu sniedzēju skatu punktu viedokli. Līdz ar to es domāju, tas būs tāds ļoti vispārīgs nosakts skatījums. Tātad, kas mēs esam? Nu, ļaujiet man sagaidīt vispirms um, slaidus. Maybe techniques are also tired. As there always needs to be one bug. I'm glad it's me. colleagues. Now everybody is. I know. <laughs> you don't think you might start without? Uh, yes, I can. I can. If you bring up the second slide. Jā, otro slaidu varbūt tad. Man te ir arī OSB, tas viss iekšā. Jā. Un tā tad Mēs esam globāls uzņēmums, Vodafone ir klāta visā pasaulē, mēs esam lokāli licencēts un nacionāli regulēts uzņēmums. 12 dalībvalstīs darbojamies. Vācija ir mūsu lielākais tur, tirgus, Malta mazākais, esam Rumānijā, Īrijā. Tātad mums ir diezgan laba sajūta par to, cik dažādas ir tiesības sistēmas attiecībā uz to, kur mērķis ir novērst noziedzību, izmeklēt noziedzību. Uh, un vienlaikus paturēt sabiedrību drošībā. Katrā no valstīm, kurā strādājam, mēs to darām uz licences pamata mm, saskaņā ar ES, visēs e komunikācijas tiesību aktiem, kā citiem operatoriem. Mūsu licencē ietverts pienākums sadarboties ar ar nacionālām kārtības sargājošām iestādēm. Tas ir pavisam vienkārši. Mēs nesadarbojamies, tad mēs nenodrošinām atbilstību likumu, likumam un licences mums tiek atņemta. Tas to svarīgi atcerēties, to svarīgi pieminēt, jo tā tas nav ar visiem pakalpojumu sniedzējiem. Tā tas ir tikai ar telekomiem. Otrs slaids savukārt arī runā par saistībām, par saistībām Um, ko esam uzņēmušies, lai aizsargātu patērētāju privātos datus un viņu privātumu. Beigu beigās tas ir mūsu de facto licence darbībai. Ja mūsu pakalpojumiem neusticēsies, ja nevarēsim norošināt konfidencialitāti, tad tādā gadījumā viss šī mūsu pamat biznesa darbība tiek apdraudēta. Šai slaidā vienlaikus runājam arī par to, ka mums ir ļoti vēsturiski gara Un tātad mums vēsturiski ir ilga pieredze ar obligātu prasību pildīšanu. No tiesību sargojošām iestādēm mēs esam atbildīgs korporatīvais pilsonis, atbi atzīstam savu atbildību arī mm, sabiedrības aizsargāšanā. Un līdz ar to vēlamies palīdzēt tiesību sargojošiem iestādēm eh, visās 12 dalībvalstīs, kur darbojamies. Tātad ļaujiet man izsāstīt, kur ir šis OSB ar manu prezentāciju. There. Thank you. Sorry, everyone. Um, it's just gonna be easier for all of us if... Nu, vienkāršāk būs mums visiem, ja mums priekšā būs arī kaut kas, uz ko pavērties, nevis tikai mana seja. Nure, nure. Tātad atteikums nodrošināt atbilstību nacionālā kontaktā mm, mums nav nekāda, mums nav tāds izvēles eh, atteikties. Viss, ko līdz ar to mēs teiksim turpmāk, ir cieši sasaistīts ar šo premisi. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs vienkārši te sagudrojam. Nē, tas tiešām balstas uz mūsu pieredzi. Mēs turklāt esam darījuši daudz ko, lai nodrošinātu pārskatāmību attiecībā uz pārs prasībām, ko saņemam. Tas gan nav obligāti, bet uzskatām, tas ir mūsu pienākums, mūsu darbs kā pakalpojums sniedzējiem. Principā jau gan tas būtu jānosaka arī valdībām, bet jūs varat paskatīties mūsu ziņojumā, tur detalizēti šīs otrais laids ir atzīme tālāk aprakstīts. Mēs atklājam agr agregētus datus eh, dalībvalstīs, kurās aktīvi darbojamies. Un, kā jau teicu, tas, eh, šie konteksti ir ļoti dažādi. Tas var, te var sākties tas viss ar tādiem iespaidīgiem skaitļiem līdz tādiem krietni saprātīgākiem skaitļiem. Šie dati ir visaptveroši, esam to, tos apkopojuši, turklāt arī dažāda veida um, kodēšanas sistēmas izmantojam. Nu, tad beidzot, lūk, arī prezentācija. Trešais slaids. Ko mēs nedaram? Mēs neuzglabājam saturiskos datus, mēs esam telekomācija operators, mēs pārstrādājam tikai metadatus un eh, abonentu datus. Uh, Piemetināšu, ka, protams, līdz ar to jau kādas procedāru uzlabojumi, kas tiek apsvērti un padomē norisinās arī diskusijas par to, eh, būtu jātiecina attiecīgi tad ne tikai uz saturiskiem datiem, bet uz metadatiem. Šāda veida datu atklāšanas, atklāšana var līdzināties arī faktiski individu tiesību atklāšanai, tiesību pārkāpumiem. Mēs nepieļaujam piekļuvu mūsu klientu datiem, ja vien netiek noteikta tāda juridiska prasība. To neļaujam arī valsts iestādēm. Mēs brīvi brīvprātīgi neatklājam nekādus datus. un tas jau atbilst tam, ko es teicu pirmīt, respektīvi, ka šajā ziņā pastāv arī būtisks regulējums. Mēs tāpat arī nepiekļ, nepieņemam nekāda veida instrukcijas no iestādes, no kādām iestādēm, kas darbojas citas jurisdikcijas, starpā nekādus legālus mandātus izņēmot tikai un vienīgi no atbilstīgajām varas iestādēm, no ārvalstu varas iestādēm. Mēs šādas prasības nepildam. Šobrīd nē. Ne. Tādā gadījumā tam visam jāiet caur klasiskajiem kanāliem, respektīvi starptautiskajām um, organizācijām. Mēs tāpat arī neizvērtējam nekādus prasības fonu vai legalitāti vai pamatojumu. Te es runāju tagad jau par nacionālo kontaktu. Visi šāda veida prasības tiek pār, m, apstrādātas nepētot konkrētos e, prasību pamatojumus. Tas mums nav svarīgi kā telekomam, kā pakalpojumu sniedzējiem. Ja mums to prasa atbilstīgi iestādi, mēs to pildam. Mēs tāpat laikā prasības, kas mūsuprāt neatbilst atbilstīgai likumiskajai procedūrai, apstrīdam vai neatbilst formalitātēm bet e, fonu, vispārīgo informāciju par šādām prasībām mēs neizvērtējam. Vēlos uzsvērt, ka mēs tieši tāpat arī neesam pret šo priekšlikumu pēc principa. Mm, šīs dienas prezentācijā vienkārši vēlos parādīt, ka tas, šis priekšlikums var funkcionēt tikai tad, ja noteikumi ir skaidri attiecībā uz to, kas, ko, kur un kā dara. Nākamais slaids. Tad ko mēs šobrīd apspriežam? Kā tad ir tā problēma? Šobrīd, šodienas diskusijas jau ļoti parādīja, ļoti labi parādīja, kur ir um, šis uzsvars liks. Hartman kungs un Kirkop kungs regulāri atsaucās uz, uz, uz, tā, uz to vilšanos, kas viņiem rodas um, piemēram, attiecībā uz tādiem uzņēmumiem, kas šobrīd nav ES jurisdikcijā. Šis ir izvilkums no komisijas dokumenta atbildes uz jautājumu, kāpēc jāuzlabo piekļuve e-pierādījumiem. Atsevišķi šie uzņēmumi šobrīd nedarbojas atšķirībā no mums ES jurisdikcijas ietvaros. Vēlos vienkārši jums past, nu, lūk, vērst uzmanību jūsu šo mērķi. Mēs vienkārši vēlamies, lai tiktu izmantota proporcionāla pieeja, tā kā tas tika minēts arī iepriekš. Nākamais slaids nu, mūsu perspektīva attiecībā uz to, ko tas mums nozīmē eh, kā pakalpojums sniedzējiem. Sešās stundās tādā gadījumā, kas ir šis krīzes laikā noteiktais termiņš, kas mums būtu tādā gadījumā jāievēro, ka mums jābūt gataviem, mums būtu uh, jāautentificē izdodošā iestāde. Šajā priekšlikumā nekas netiek teikts par to, kas piedāvāt mums līdzekļus to izdarīt. Tātad nonāk pie šāda vērtējuma, respektīvi, lai pārliecos, ka šāda prasība patiešām nāk no reālas iestādes. Uh, un ir, mums ir jāpārliecinās droša piegāda un vienlaikus arī rīkojumu saņemšana, kā arī šo datu at, atklāšana atpakaļ. Un arī šeit priekšlikumā par to nekas detalizēti netiek teikts, par to, kādā veidā tad šie dati tiek atklāti nosūtīti, vai tā ir kaut kāda drošītē platforma, vai tas tiek no, nu, piegādāts ar roku, tā fiziski. Ideāli pasaulē, tad ideālā pasaulē vajadzētu kaut kāds ES fondus, kas izveidot centralizētu platformu ar skaidru piekļūst kontroli Ja tas viss netiek precizēts, kā tas notiek, tad tādā gadījumā visdrīzāk mēs nu, saņemsim nu, nekvalitatīvus pieprasījumus, tas apdraudēs visu šo procesu kopumā un arī priekšlikuma mērķi līdz ar to mums būtu tādā gadījumā jāveic eh, proporcionalitātes un legalitātes pārbauda attiecībā uz šo rīkojumu, tātad atbilstību pamatiesībām. Šobrīd mēs pārbaudām tikai faktus par juridisko bāzi un likumību, respektīvi, vai tas nāk no autorizētas varas iestādes, un tad attiecīgi, kā jau teicu, atkal mums nebūs iespējas, iespējami kriteriji, kā šo pārbaudu veikt šajā gadījumā bet mēs, tas, ko mēs nedaram, nedaram un nevēlamies, mēs nevēlamies pārbaudīt konkrētās lietas fonu attiecībā šo rīkojumu. Mēs nevēlamies tagad atbilstīgi šai lietai noteikt, vai datu atklāšana, izpaušana un cik lielā mērā neatbilst cilvēktiesībām. Nedomājam, ka tā ir mūsu loma. Runājot par saistībām, un tas jau tika minēts iepriekš, vēlos uzsvērt, ka ja mēs nodrošinām atbilstību, lab, godprātīgu atbilstību prasībām, e-pierādījumu jomā, tad tādā gadījumā uzskatām, ka mēs mūs nevar saukt pie atbildības datu aizsardzības likuma kontekstā. Te mēs runājam par to, kā tad ir šī saistība starp uh, attiecīgo regulu par e-privātumu un tam līdzīgi un šāda veida e-pierādījumu rīkojumu. Ja pakalpums sniedzēs no vienas puses nodrošina atbilstību um, šādam rīkojumam, respektīvi mums ir pienākums šos datus atkār, atklāt attiecībā uz klientiem, uz patērētājiem, tad vienlaikus jābūt ir arī papildinājumam e, vai paskaidrojumam par to, ka tas div, attiecīgās GDPR, ja vispārīgās aizsardzības regulas 23. panta izņēmums. Tas ir arī mums ārkārtīgi svarīgi, jo pilnīgi noteikti tādā gadījumā šis priekšlikums būs daudz efektīvāks. Mums ir jābūt šim skaidram arī par saistībām un atbildību. Vēl viens svarīgs jautājums, ko vēlējamies uzsvērt, un tas ir tās, kāda ietekme būs uz izdevumiem, izmaksām. Ņemot vērā, kāds ir sākotnējs priekšlikums, Mm, tas nozīmē, ka mm, tas rada pamatīgu slogu. Te jau jūs nu, redzat, tas ir pašsaprotams. Tas nozīmē, ka ir jābūt kādam, kas dežurē. Mēs esam milzīgs operators. Tas nozīmē, ka mums būtu jābūt tādām komandām, kas dežurēs 24 stundas diennaktī. Uh, Eh, lai varētu iziet cauri visiem augstāk minētajiem eh, punktiem, ko es arī vēl aprakstīšu. Tātad tam ir jābūt gan tehniski rakstur darbiniekiem, gan juridiskiem darbiniekiem, kas gatavi šīs prasības izpētīt. Mūsu aicinājums ir tāds, ja tiek paredzēts šāds pārobežu un eirobežu, pārobežām ejoša Eiropas sistēma, kas, kas paredz uzlabot piekļuvi datiem eh, pakalpojumu sniedzējiem ar palielinātu pakalpojumu sniedzēju lomu, tad tādā gadījumā minimāli vajadzētu nodrošināt arī attiecīgu Eiropas mērogu kompensāciju sistēmu. No operatīvā skatu punkta raugoties, eh, jo skaidrāk būs noteikumi, jo mums mazāk radīsies papildu jautājumu un jo vairāk mēs varēsim efektīvi rīkoties. Nākamais slaids. Un te ļaujiet man jums vienkārši sniegt nelielu informāciju par to, ka šo datu atklāšana nenozīmē tikai kaut kādu vienu taustiņu nos, noklikšķināšanu, nē. Laika ietaupīšanas nolūkās jums vienkārši teikšu, ka Te, te ir garš un sarežģīts process, te ir arī izmaksu elements, ir vajadzīgas pilnas komandas, kas to var nodarboties. Šis rīkojums ir jāpārskata, jāpaskatās, ka tas ir droši, ka arī dati ir droši. Mēs gaugulā dokumentējam katru soli šāda datu atklāšanas gadījumos procesu. Mēs dokumentējam visus saņemtos rīkojumus, eh, kā tiek dati savukārt tad izņemti, kā tie tiek apkopoti. Uh, Un tieši tas ir aktuāli attiecībā uz metadatiem. Un metadati ir mūsu rīcībā. Mums jāpārliecinās, ka atbilstīgs ir, atbilstīgi ir juridiskā dā, bāze, jāpastās, kas notiek ar, varbūt ir jāsazinās ar attiecīgo iestādi, savukārt tulkošanas izmaksas arī šeit eh, pārved netiek ņemts vērā. Tas, protams, šie dati ir jā, jāiegūst, tātad metadēti, pamatojoties uz rīkojuma detaļām, tas varbūt vēl ir jāprecizē, Jo tikai tad, kad mēs esam droši attiecībā uz to, kāda data ir pieprasīta, mēs varam kaut ko darīt. Tad nākamais savukārt ir um, vēl tas, ka dažās dalību valstīs ir atšķirīgi uzskati par to, kas ir kompetents, kas nē. Atsevišķi soļi varbūt šeit ir ātrāk, bet šai regulā pilnīgi nekas mums nepiedāvā kaut kādus papildus operatīvos līdzekļus, kas ļautu mums straujāk rēģēt uz šāda veida prasībām, nu, lūk, 24 stundas diennakti visā Eiropas Savienībā. Uh, un tas kopumā proporcionāli palielinās darba slogu. Nākamais slaids. Šī ir vienīgā jaunā bildīte, kas ir manā, jaukā bildīte, kas ir manā prezentācijā. Atšķirībā no iepriekšējām um, prezentācijām vienkārši pāris konkrēti piemēri, lai ilustrētu to, cik šī situācija ir sarežģīta un cik sarežģītā situācijā mēs kā pakalpojumu sniedzējušā gadījumā nonākam. Iekš Eiropas Savienības, e, kurš tad šis priekšlikums darboties, ir lietas, kas iet pāri robežām un arī tādas, nu, uz robežas tādi gadījumi. Nevienmēr viss būs melns un balts un šī mūsu loma nebūtu nebūs tik skaidra. Nu, piemēram, potenciāli nozied, noziedzības scenārija. Nu, piemēram, žurnālistu aizsardzība. Viens no žurnālistiem, piemēram, ir korespondents kādā uh, um, ārvalstu galvaspilsētā, pret viņu tiek vērstas, piemēram, kaut kāda krimināla izmeklēšana, un nu, tad var tikt atklāt arī kaut kāda viņas informācijas, viņa informācijas avota, ko mēs, ja tie brīdī, kad mēs mm, ļaujam par, m, mm, informējam par to, kam, kad un kur kā zvanīs. Tas pat attiec, piemēram, arī uz abortiem. Ja mm, mēs, zināmā mērā, arī sev pakļaujam tādā gadījumā kaut kādām tiesīgām, tiesiskām normām, jo mēs atklājam šāda veida telefonu zvanus. Tas pats attiecas arī uz mazgadīgiem, uz nepilngadīgiem, viņu aizsardzību. Un eh, tas ir mm, bērni vecumā, kam vēl vajadzīgi ir vecāku atļauja pie kaut kāda datu izpaušanas. Tas pats attiecas uz bērnu pornogrāfiju un tam līdzīgi. Respektīvi, mēs nevēlamies kļūt par juridiskiem ekspertiem šai jomā, un to mēs arī nevaram visās 27 dalībvalstīs, katrā ir atšķirīgas tiesības sistēmas. Mēs esam eksperti savā konkrētajā uzņēmē darbībā, elektroniskajā komunikācijā, un mēs nevēlamies nodarboties ar izvērtējumu par to, kas, kur, ko, kā atbilst tiesību, ties, tiesību normām. Pēdējais slaids. Divas lietas. Pirmā visus šos punktus, domājam, varētu atrisināt, ja tiktu iesaistīta procesā saņēmēja dalībvalsts attiecīgās varas iestādes. Viņi var pārliecināties par šo autentificēšanu, eh, viņi starp iestādēm var pārmērties, kāda ir legalitāte, kāda ir proporcionalitāte, jeb samērīgums. Ehm, tas ir viņu darbs, turklāt, turklāt viņi var arī tad identificēt, kādā veidā būtu kompensējams izmaksas šādā nacionālā kontekstā. Uh, Un nacionālās iestādes uzdevums ir īstenot suverēnās pilnvaras, nevis, pa, nevis šis pienākums piekrīt pakalpojums sniedzējiem. Un turklāt domāju, ka mums nevajadzētu šeit izgudrot no jauna divriteni, tīri no tehniskā skatu punkta raugoties, kad runājam par šādu veidu rīkojumu īstenošanu. Pastāv Eiropas standarta organizācija, tās var atrisināt jau virkni jautājumu attiecībā uz ekvivalents starp nacionālām sistēmām. Viņi strādā ar privātpersonām, viņi strādā ar nacionālām varas iestādēm un var izveidot sistēmu, kas darbojas pēc iespējas piemērotāk pilnīgi visiem. Tātad darbs lielā mērā jau norisinās attiecībā uz um, atsevišķu, uz, uz, uz šo izmeklēšanas rīkojumu īstenošanu, un šo darbu var izmantot tālāk, lai tu izvērstu arī šī konkrētā mm, e-pierādījuma jomas mm, vārdā. Nu, tāpēc tagad teikšu lielu paldies. Paldies arī, ka sam, nu, mm, skatījāties manu prezentāciju un esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Paldies, ka norādījāt arī uz to, ka mēs te sākam gandrīz vai privatizēt krimināltiesības, vai nav tā? Un tālāk pēdējais runātājs šodien - Maksimēlins Šuverts, SEOS priekšādātājs. Godāmie Lībe komitejas deputāti, um, parlamentā komisijas pārstāvji, labāk arī ieslēgt mikrofonu. Uh, vispirms es uh, vēlētos uh, pateikties visiem, ka devāt man šo iespēju izskaidrot Eiropas interneta industrijas nostāju par šo tik svarīgo failu. Es arī gaidu slaidus. Vispirms eh, tādas vispārējas piezīmes. Šodien dzirdējām daudz interesantu viedokļu, un es eh, gribētu pieskarties dažiem no tiem savā prezentācijā. Tātad es paudīšu interneta industrijas viedokli. Vēlētos pasvītrot, ka šodien mēs runājam par datu apmaiņas sistēmu, kas eh, būs ierobežota. Te būs runa tikai par konkrētām datu kategorijām. Un es uzskatu, ka lielākai daļai no mums tas ir saprotams. Proti šī sistēma tiks izmantot arī citiem līdzekļiem, iespējams, pat tā būs reālaika uztveršana, banku dati un tā tālāk. Vēlos norādīt, ka mēs mēģinam šeit izveidot ko tādu, ko varētu izmantot arī nākotnē, tāpēc mums eh, vajadzētu būt precīziem šajā darbā. Mums vajadzētu ņemt vērā dažādus neparedzētus gadījumus, kas vēlāk varētu izrādīties problemātiski. No tiem vajadzētu izvairīties jau uzreiz tagad. Eiro ISPA eh, ir izveidota pirms vairāk nekā 20 gadiem, un lielākā daļa no jums noteikti pazīsiet eh, šos lielos industrijas spēlētājus. Mūsu vidū ir ļoti daudz eh, uzņēmumu. Tas nozīmē, ka mēs varam uzklausīt visas interneta ekosistēmas locekļu viedokļus. Mums ir apmēram 2500 biedru, galvenokārt tās ir mazas un vidēja izmēra korporācijas. Uh, Es eh, atsaukšos uz tām savā prezentācijā, taču ņemiet vērā to, ka eh, tie tradicionāli interneta eh, dienas interesu pakalpojumu piedāvātāji ir mazi uzņēmumi, 3 līdz 10 cilvēki. Un, ja runa par termiņiem vai pienākumiem, kas viņiem ir jāpilda, to noteikti vajadzētu paturēt prātā. Nākamais. Iespējams, ka mana prezentācija ir tāda piemērota kā pēdējā, ko mēs šodien redzam, jo te ir tāds kopsavilkums par visu. Tātad te ir runa par to, ka um, iestādes pieprasa datus no pakalpojums niedzēja, tad dati iet uz priekšu un atpakaļ. Un tagad trešās valsts līmenis. Protams, ka šī tiesiskās palīdzības procedūra uh, saskaņā ar līgumiem ir ļoti komplicēta. Un kolēģi šeit runāja, ka varbūt vajadzētu pat uzlabot šo savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu sistēmu. Protams, ka dažkārt mēs nevaram izvairīties no sarešķījumiem. Pat, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Eiropu, tad Eiropā arī ir iesaistītas dažādas iestādes, bet uh, Ja runa par e-pierādījumu priekšlikumu, tad mēs redzam, ka viens no spēlētājiem ir tiesu iestādes B valstī, kas ir saņēmē valsts, un tā tagad ir gandrīz pazudusi. Tātad šeit parādās jautājums, kas tad stāsies šis tiesu iestādes vietā, kas aizstās tiesu iestādi, kas veiks šīs pārbaudas, jo arī nākotnē tās būs jāveic. Eiro ISPA ietveros tika uzdoti vairāki jautājumi par šiem punktiem. Un pirmais būtu tas, ka trūkst integrētu tiesisku garantiju. Pirmkārtām šī tiesu kontrole. Nu, mm, tad, tad izdevēja valsts dod rīkojumu. Īstenībā tiesa, kas izdod rīkojumu, parasti darbojas likuma ietveros un uzskata, ka viņu rīcība ir pilnīgi proporcionāla un atbilst vajadzībai. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga neatkarīga otra iestāde, kas veiktu šīs kontrolas. Mēs nevaram paļauties tikai uz pirmo. Protams, Eiropas internetā industrija atbilst, atbalsta arī to, ka ir vajadzīga Eiropas sadarbība un savstarpēja uzticēšanās taču iepriekš jau tika skaidrots pavisam detalizēti, ka noteikti mēs daudz iegūtu, ja tiktu veikta arī otrā līmeņa pārbaude. Tieši tāpēc mēs vēlamies, lai tiktu iesaistītas oficiālās iestādes. Daži no mūsu locekļiem vēlētos piedalīties šajā vajadzīguma un proporcionalitātes pārbaudē, taču neuztveriet to kā um, oficiāls kontrols aizstājēju. Tātad eh, tas būtu tikai kā papildu rīks, ko vajadzētu piešķirt internetu pakalpojumu sniedzējiem. Par kriminālā nodarījuma slieksni. Tika jau pieminēts, ka šis slieksnis ir ļoti atšķirīgs dalībvalstīs, un tāpat arī dalībvalstu uh, likumdevējiem būtu ļoti vienkārši iekļaut šos maksimālos sodus, lai lielākā daļa no nodarījumiem pārsniegtu šo trīs gadu sodu. Nu, tāpat arī ir jādomā par metadatiem, par datiem, kas ir um, pieejami par noziegumiem, un dažos gadījumos šie dati nebūs pieejami pat ar šādu slieksni. Tika runāts arī par noilgumu. Mēs uzskatām, ka tā ir tāda ļoti interesanta pieeja. Uh, bet eh, mēs uzskatām, ka šim sarakstam nevajadzētu būt plašam. Mēs varētu vienoties par to, kuri noziegumi varētu tikt izsekot visā Eiropā. Tas, protams, sasaistās arī ar vajadzīguma un samērīguma pārbaudēm, kas noteikti būtu jāveic jebkurā gadījumā. Viena no problēmām, kas eh, uztrauc internetu pakāpojumu sniedzējus, ir mm, dubultās sodāmības eh, princips. Tas ir pats svarīgākais, par ko es gribēju runāt interneta noziegumu sakarā. Uzskatu, ka mums vajadzētu izturēties piesardzīgi, jo šis jautājums interesē ļoti daudzus pakāpojumu sniedzējus. Runājot ar praktiķiem, Nu, mūsu jomā. Šādi jautājumi parādās ikdienas darbā. Tieši tāpēc vajadzētu iekļaut nosacījumus, kas ļautu mums izvairīties no šādām problēmām. Daudzi no maniem kolēģiem runāja arī par saņemtajiem lūgumiem. Tātad eh, šie pakāpams sniedzēji 3-5 cilvēki, kas sēž kaut kur Austrijā un tad saņem rīkojumu no kādas ārvalstu iestādes. Uh, Domāju, ka viņiem būtu ļoti sarežģīti saprast, vai šo rīkojumu tiešām ir nosūtījusi Portugāles ostas iestāde, vai varbūt tas ir Vācijas policijas nodaļa kaut kur uh, Švarcvaldē. Vajadzētu saprast, kā pārbaudīt uh, šādu rīkojumu autentiskumu. Tāpat arī ņemot vērā vispārējot aizsardzības regulu, mūsu industrija ir investējusi ļoti daudz resursu tajā, lai nodrošinātos, ka datu transferu gadījumā uzņēmumi ietveros vai arī ārpus tā tiktu piemēroti drošības un integritātes standarti. Te, protams, mēs nonākam pie tāda potenciāla apdraudējuma. Mēs redzam, ka ISP būs spiesti pazemināt uh, savas uh, informācijas drošības standārtus. Piemēram, mēs saskārāmies ar šo iespēju, ka mums vajadzēs izmantot uh, pilnīgi citas, uh, piemēram, mums vajadzēs izmantot faksus. Mēs uh, internetu uzņēmumos faksus neizmantojam ļoti sen, tikai valsts uzņēmumos tie dažkārt tiek izmantoti. Viens kontaktpunkts. Tas noteikti nāktu par labu visiem, kas ir iesaistīti šajā procedūrā. Kāpēc mēs uz to uzstājam? Iemesls ir tehnisks. Ja ir šāds viens kontaktpunkts dalībvalstī, tad eh, daudz vienkāršāk ir eh, apmainīties ar šifrētiem datiem. Un vēl jau svarīgāk ir tas, ka šis vienotais kontaktpunkts, un šeit esam redzējuši arī piemērus agrāk, uh, ļaus mums veikt eh, kvalitātes pārbaudes pirms šie rīkojumi tiks nosūtīti pakāpojums niedzējiem. Austrijā mēs esam saņēmuši rīkojumus bez parakstiem un bez citas vajadzīgās informācijas. Šāds vienotais kontaktpunkts ļauj nodrošināt, lai valsts puses spēlētāji veiktu formālas pārbaudes un Līdz ar to rīkojumi, kas nokļūs pie pakāpojumu sniedzēja, būs daudz uh, kvalitatīvāki, un tos visus arī vajadzēs apstrādāt, un uh, dati arī būs jānodod. Lūk, šeit jūs redzat, kādi trūkumi ir faksa izmantošanai, un te ir uh, fakss, kas ir saņemts no iestādes kas mēģina atrast kādu pazudušu cilvēku, un tad vienīgais, ko var izdarīt, ir vienkārši zvanīt šiem cilvēkiem, cerot, ka viņi vēl ir vieni ir birojā un uh, ka viņi varēs nodrošināt vajadzīgo informāciju. Tātad vēlos norādīt, ka faks ir patiešām iepriekšējās tūkstošgadas tehnoloģijām, mēs nevēlētos tos izmantot. Runājot par drošu informācijas apmaiņu, nevēlos šeit uh, ir detaļās, bet eh, visas sistēmas, kas pašlaik eh, pastāv Eiropā, vēlos norādīt, ka ir tādas sistēmas nacionālā līmenī, kas nodrošina iespēju atrast, kas ir atsūtījis šo rīkojumu, un tāpat arī var pārliecināties, vai šis rīkojums nav izmainīts. Tāpat arī visi var redzēt, kā dati tiek pārvietoti starp um, pakalpojumu sniedzējiem un iestādēm. Par paziņojumiem Ja runa par paziņojumiem, tad ir divi scenāriji. Viens ir paziņojums lietotājiem. Mēs uzskatām, ka šeit caurredzamība ir galvenais noteikums, nevis konfidencialitāte. Tulki pārtrauc darbu. Uh, enable some kind of uh, independent oversight, but it shouldn't just be, how to say, a mere notification, but there should also be um, a true exercise of a, uh, a um, independent